no ma sono le detenzioni onorevoli colleghi godātie kolēģi pirms mēs atsākam darbu es vēlētos pieminēt Utrehtas pilsētā notikušā atentāta upurus. Um, gāja bojā trīs cilvēki, pieci ir ievainoti. Es jau Arī paudu līdzjūtību Nīderlandes premjerām Markam Rutēm, kad mēs tikāmies Eiro samitā pagājušajā nedēļā. Šodien vēlos izmantot šo iespēju, lai paust arī šeit plenāra sēdē mūsu līdzjūtību Nīderlandes tautai upuru uh, tuviniekiem un par šo šausminošo teroristu uzbrukumu tad mēs arī nevaram uh, aizmirst arī Kraisčērču upurus Jaunzēlandē. Arī tur notika teroristu uzbrukums un uh, cilvē, pavisam 50 cilvēki tika nogalināti. Viņi tika šausminoši nogalināti, kamēr viņi atradās divās mošajās un lūdzās. Tas kārtējo reizi arī atgādina mums, ka mēs nevaram uh, um, piekāpties rasismu priekšā, ja mēs gribam iestāties par savu brīvību, un tad mums ir arī jācīnās vēl vairāk pret visa veida vardarbību un visa veida rasismu un diskriminācijām. Mēs paužam arī savu solidaritāti attiecībā uz dai uh, taifūna. Uh, cil, upuriem, un kas skārs arī vairākas valstis, Mozambiku, uh, Malavi, Zimbabvi Un arī šodien mēs uh, arī pieminām 60 gadus kopš notikušajām represijām un deportācijām Baltijas valstīs. 32 uh, tūkstoši lietuvieši, 42 tūkstoši latvieši un 28 tūkstoši igauņi tika deportēti galvenokārt sievietes un bērni. Tas bija šausminošs noziegums pret cilvēci, kā to arī noteica Eiropas Savienības cilvēktiesību tiesa. Tā kā kārtējo reizi mums arī ir jāpiemina tik daudz nevainīgi upuri, tad es jūs aicinu, kā to lūdzu vairāki parlamentārieši, arī tagad ievērot klusuma brīdi pieminot šo šausminošo notikumu upurus. Grazie. Paldies. Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento. Atsākām Eiropas parlamenta plenāra sēde, kas tika pārtraukta 14. martā. 14. datuma protokols un teksts ir izplatīti, vai ir kādi komentāri par protokolu? Nē, tādā gadījumā protokols tiek pieņemts. Lūdzu vēl, kurš grib izteikties? Gribēju dzirdēju, ka vajadzētu runāt CNN un vajadzētu Amazonē no pārdošanas izslēgt visa veida padomju tādus piemiņas eh, suvenīrus. Šāda, jums vajadzētu nākt klajā ar šādu prasību, lai no Amazon pārdošanas tiktu izņemta šāda veida piemiņas lietas, kas piemin visus šos drausmīgās noziegumus, ko īstenojas komunisms padomi laikā. Ir laiks atmosties. Šāda lietas, šādas lietas nedrīkstam pieļaut. Eiropas cilvēki vēlas zināt, kāda ir patiesība, kādas bija šīs briesmīgās padomi represijas. Es vēl prasīju, vai ir kādi komentāri par protokolu. Ja komentāru nav tādējādi, mēs pieņemam protokolu. Es pievienojos uh, arī šim satraukumam un nosodījumam, ko, nosodījumam, ko paudāt un, ja nepieciešams, es arī iejaukšos. Mario Borkēcijo parlamenta deputāts man nosūtīs arī savu lūgumu zībā uz savu privilēģiju un imunitātes aizsardzību attiecībā uz tiesisko procedūru, kas ir uzsākts pret viņu, un uh, šis lūgums ir nosūtīts parlamenta uh, kompetentai juridisko lietu komitejai pēc konsultīvās komitejas rekomendācijas par eh, deputātu rīcību, uzvedību. Parlamenta prezidents ir lēmis noteikt Markusam Precelam sankcijas par eh, to, ka netiek ievērot informācijas aizsardzība attiecīgi, kā tas ir no atrunāts rīcības kodeksā. Uh, 22. martā interesētajā personai nosūtīta šī informācija atbilstīgi 167. pāntām reglamentā. Pretselkungam ir divas nedēļas, lai viņš varētu pārsūdzēt šīs sankcijas priekšsēdētāji Ehm, konferences NV komiteja ir, nosu, ir nosūtījis divus korrigēnumu tekstus, ko pieņēmis parlaments atbilstīgi 231. pantam 4. punktam. Šādi izmaiņas tiek pieņēmtas, ja vien 24 stundas pēc paziņošanas attiecīgā politisko grupu skaits un deputātu skaits nepieprasa balsojumu. Grozījumi ir pieejami pieņem, pieejam plenārsēdz mājas lapā un arī teksti tika publicēts plenārsēdz protokolā. Arī kopā ar padomas prezidentu arī apstiprināsim tiesību aktus pavisam 13 atbilstīgi parlamenta uh, reglamentas 78. noteikumam. Tiesiskie akti tiks arī publicēti protokolā. Un tagad darba kārtība. Mm, galīgais darba kārtība apstiprināta 21. martā priekšsēdētāja konferencē atbilstīgi. Uh, 198, un tātad ir izplatīta šī darba kārtība. Runājot par pirmdienu, Alde ir lūgusi, lai diskusijas par mutisko jautājumu attiecībā uz stāvokli tiesiskumu jomā un korupcijas apkarošana Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā, lai tad uh, debats noslēgtos ar rezolūciju Lībē komitejā par to būtu jābalso ceturtdien vārds Inteveldes kundzē, lai varētu prezentēt savus grupas lūgumu. Lūdzu. Uh. Yes, thank you, Chair. Jā, paldies priekšādātāji. Nu, dien, šodien vēlāk mums paredzētas debats par mutisko jautājumu, ko jūs nu pat minējāt. Sākotnēji balsojums par šo jautājumu tika paredzēts ceturtdien, bet tagad tas ir izņemts no darba kārtības. Mums liekas, ka vajadzētu skatīt abas šīs lietas kopā, tomēr debatas noturēt un vienlaikus tās noslēgt ar balsojumu. Paldies. Honorevole Smolkova par un intervento kontru. Smolkovs kundze pret ja chcem poprosiť ctené kolegyne ctených kolegov keby. liels paldies ka devāt man vārdu. es gribētu vaicāt kolēģiem vai šo balsojumu tomēr varētu pārlikt uz nākamo nedēļu jo iemesls ir tāds ka mums tad būs vēl paredzētas Slovākijā nākamās prezidenta vēlēšanas šo sestdienu. Un vienkārši gribētu izvairīties no tādas situācijas, kur šāda veida balsojums vai priekšlikums kaut kādā veidā uh, nu, tiek ar tādu negatīvu, manipulatīvu aspektu, aspektu izmantot šāda veida notikumos dalību valstī. Domāju, ka šis balsojums varētu kaut kādā veidā šīs eh, prezidenta vēlēšana kampaņas ietekmēt, un varbūt tāpēc lūkšu pārcelt uz nākamnedēļ. Intvelds kundze. I, I elect... Es zinu, jā, ka ir gaidāmas vēlēšanas, bet es tiešām nedomāju, ka mums vajadzētu pieklust katru reizi, kad nāk vēlēšanas. Gluži otrādi, mums ir pavisam jāpat, noteikti jāpaceļ valsts, ņemot vērā, ka turpojas Eiropas vēlēšanas. Tad jau mēs ne, neko ne par vienu valstu vairs nevaram teikt, ņemot vērā, ka tuvojas tās Eiropas vēlēšanas. Manuprāt, šī rezolūcija ir balstīta uz faktiem, tā ir ļoti līdzsvarot, un es tiešām neredzu, kā tā varētu kaut kādā neatbilstīgā veidā ietekmēt situāciju valstī, ja vēlēšanas. Protams, ka šajā rezolūcijā ir paustas kritiskas balstis, bet tāpat laikā tiek identificēts arī gūtais liels progress, ir tīpaši jūs minētajās valstīs. Tāpēc es nu dienu nedomāju, ka šai gadījumā pastāv šāds risks. Tas ir tāds apolitisks jautājums. Rezolūcija jau ir e, nodota, bijusi nodota balsojumiem Libe komitejā, un tad, kad nāca pirmais prezidenta vēlēšanu rauns, tad tas nekādā veidā nekādu ietekmi neredzēja. Manuprāt, tas būtu politiski nepareizs mājiens, ja mēs tagad to izņemtu no darbu kārtības un nebalsotu ceturtdien kā paredzēts. Mēs šā, nobalsojot par to parādīsim, ka mēs esam objektīvi, ka mēs nepieslēnam nepievienojamies nevienai partijai, neatbalstām nevienu, bet esam ļoti objektīvi savā rīcībā. Paldies! Smolkova! Smolkovs kundze vēl, un tad balsosim. Ja nehovorím, že nemáme diskutovať, diskutujme. Nu, es neteicu, ka mums nevajadzētu noturēt diskusijas. Nesaku, tas būtu jāizņem no darba kārtības. Es vienkārši gribētu pārlikt balsošanu uz vēlāku laiku, respektīvi uz nākamo nedēļu. Godātā kolēģi, jūs nedzīvojat Slovākijā. Mēs vienkārši vēlamies rīkoties godprātīgi un tāpēc šo valstu balsojumu pārlikt uz vēlāku laiku. Tāds mans aicinājums jums. Man šķiet, ka Alde grupē nevēlas pārlikt uz vēlāku laiku balsojumu, tādējādi tagad lems par šo plenārsēdi vai tā kā to piedāvā ALDE, ir jānotur debates par stāvotieskam jomā korupcijas apkarošanās Maltā, Slovākijā ar balsojumu ceturtdien. Kurš ir pār ALDES grupa prie, grupas priekšlikumu? Kieku. Kurš pret? Pārbaudīsim elektroniski. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Tādējādi. Tātad šīs diskusijas par stāvokli tieskamjumā korupcijas apkarošana Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā. Tātad uh, noslēgsies šīs debatas ar rezolūciju un balsošana par to notiks ceturtdien. Tagad otra diena atbilstīgi 113. noteikumam. Par pirmdienu vēlties ko sacīt. Tātad otrdien atbilstīgi 113.6 noteikumu ENF un GUE grupas ir nākušas klajā ar iebildumu par attiecībā uz Hilde Valtmans ziņojumu par lēmumu izveidojot Eiropas miera fondu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir otrdiena, pulkstens 13, balsošana notiks ceturtdien. Piedāvāja debates noturēt trešdien pēcpusdienā kā pēdējo darba kārtības punktu vai iebildumu ir iebildumu un nav tādējādi grozām attiecīgi darba kārtība. VNF grupa otrdien arī ir piedāvājusi pievienot uh, arī padomas un pas, komisijas paziņojumu pār vispārējās tiesas spriedumu, kas atceļ komisijas lēmumu. 15, kas pieņems 15. gada 23. decembrī par valsts atbalstu, ko Itālija ir piešķīrusi bankai TER, kas tādējādi otrdienas plenārsēdi sāktos 8.30 vārds Dzānīkungam, lai viņš varētu prezentēt savas grupas lūgumu lūdzumu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs paskaidrojat, mēs lūdzam, lai par šo jautājumu un par šiem svarīgajiem spriedumiem, kam ir bijusi iznīcinoša ietekme, runājot par zaudētiem uzkrājumiem, arī ietekme uz Itālijas banku sistēmu uzticību un komisija ir šeit jārunā ar plenārsēdi runa par simtiem tūkstošo pilsoņu, kas gaida atbildi četrus gadus pēc tam, kad viņi ir cietuši no šīs komisijas uh, uh, lēmuma dažas dienas atpakaļ tiesa nāca klajā ar savu spriedumu, ka komisijas lēmums ir nepamatots. Mēs gribām debates un atbildi. Mēs vēlamies arī, lai šeit um, Eiropas parlamenta priekšā arī tik, tu atbildīgi pie, uzņemto savā arī atbildību. Un gribam arī balsojumu, personāla balsojumu. Vai ir kāds, kurš vēlas izteikties pret ENF grupas priekšlikumu? Bene, allora. Labi, tagad balsosim. Tātad lūgums iekļaut debate. Sāksim tātad otriem plenārsēdē tādēļ ir 8.30 pār tiesas spriedumu, kas atceļ komisijas lēmumu, kas pieņems 15. gadā pār valsts atbalstu, ko Itālija ir piešķīrusi Terkas bankai. Sākam balsot! La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Sta è respinta. Per quanto riguarda mercoledì. Tālāk par trešdienu. Ja jā, es sapratu. Komentārs no zāles būs arī lūgumi izteikties par mobilitātes pakotni. Tad pirms šiem komentāriem gribu arī informēt, kāpēc priekšsēdētāja konferences lēmuma noteikt grozījuma iesniegšanas termiņu līdz uh, piekdienas 13. Uh, tad plenārsēdes dienesti, jurislingvisti, tulki ir strādājuši dienu un nakti visu nedēļas nogali, lai garantētu to, ka gandrīz tūkstoši grozījumu tiktu publicēti un sagatavot balsošanu tā, lai visi grozījumi būtu pieejami arī mājas lapā līdz uh, šīs dienas 17.30, lai grozījumi būtu pieejami angļu valodā. Tūkojumi citās valodās būs pieejami rītdienas uh, pēcpusdienā, un arī balsošanas saraksts būs pieejams jums šovasar. Lūdzu, ekaut, uh, šovakar, Ekaut kungs. Priekšādātāji, paldies! Te runājam par otrdienas balsojumu attiecībā uz budžeta apstiprināšanu. Budžeta apstiprināšanas balsojums par komisijas ziņojumu, jāsaka, ietver virkni grozījumu, kas iesniegto pārsvarā iesnieguši mūsu kolēģi sociālisti un demokrāti par eh, komisijas uh, attiecīgiem sadaļām. Nu, un tagad šķiet, ka viens no tiem tiek uzskatīts par nepieņemumu, bet savukārt cits grozījums, kur tiek runāts par to, kādām sekām vajadzētu būt eh, attiecībā uz šo Selmai ar amatu, eh, nu, lūk, tas tiek pasludināts par nepieņemumu grozījumu. Es tiešām nesaprotu. 170. regulamentu pāns, manuprāt, nepiedāvā šādu iespēju. Es tiešām neredzu, kā jūs varat būt tas, kas spriež par to, vai šis grozījums ir pieņemams vai nē. Tas ir politisks lēmums un tas jāatstāja parlamenta ziņā. Tāpēc es jūs mudinātu atsaukt savu lēmumu, sauk, respektīvi to, ka jūs nosaucat šo grozījumu par nepieņemumu un ļaut parlamentam rīt par to balsot. Per quanto riguarda par, kas attiecas uz Selmajer kunga jautājumu. Es vērsos pie dienestiem, aicināju veikt kontroli par grozījumu pieņemamību un nepieņemamību. Atbildi, ko es saņēmu un kam arī piekrītu, rezultātā es pieņēmu attiecīgu lēmumu par attiecīgā grozījuma nepieņemamību, kur tiek lūgts uh, lai komisijas ģenerālsekretārs atkāptos, tiek prasīta viņa demisija. Tas ir politisks lūgums, un ar to nāk lējā grozījuma autori, bet, protams, plenāra sēde ir suverēna, un tad arī lems, kā rīkoties. Tad otrs grozījums tieši tika sasaistīts ar uh, Eiropas komisijas ierēdnes pašnāvību tad par kuru grozījumu jūs runājat? True, another... Taisnība, ka bija vēl viens grozījums, un kas bija saistīts ar šo pašnāvību, jā, un to pasunāja par nepieņemumu, uz to es neatsaucos, jo saprotu, kāpēc tas tā. Bet šajā gadījumā es runāju par grozījumu, uh, kas attiec uz 258. D punktu, un grozījumā te teica, ka ņemot vērā šo jauno nopietno situāciju, um, atsaucoties uz visa veida rekomendācijām attiec budžeta apstiprinājumu, mudina Eiropas komisiju pieņemt vajadzīgo rīcību, lai grozītu šo pašreizējo ģenerālsekretāra situāciju un attiecīgi ES situāciju ES iestādēs. No tad šeit runa ir par ģenerālsekretāra amatu, un kā jūs teicāt, tas ir politisks lēmums, un tas jāatstāja parlamenta ziņā. Vienu daļu jūs atstājat parlamenta ziņā, otru ne nē. Manuprāt, tas nav pareizi. Un, manuprāt, jūs tagad labi parādījāt to, kāpēc šis jautājums būtu jāatstāj parlamentu ziņā, un es gribētu jūs lūgt par to pārliecināties, respektīvi, ka tāds arī notiek. Tātad grozījums, uz ko jūs atsaucaties, tas ir tieši sasaistīts arī grozījumu par pašnāvību. Tādēļ arī lūdzu dienestiem vai kontroli, un dienesti teica, ka viņu prāt grozījums ir nepieņemams, tādēļ arī pieņēma lēmumu par nepieņemamību, par politisko uh, balsojumu par ģenerāla sekretāra uh, demisiju. Par to gan izteiksies plenārsēde. Tālāk. Uh, uh EKR un FDD grupas uh, trešdien ir lūgušas attiecībā uz mobilitātes um, pakotni, kur ir trīs ziņojumi Ertugā, Kielenenes un Vanda Kampa ziņojumi, lai tiktu izņemti no darba kārtības. Vārds Andrejam Novakovam, lai viņš varētu uh, arī prezentēt to, to deputātu skaitu, kas sasniedz noteikto slieksni. Non c'è l'onorevole Novak, Novakov. Novakova kunga nav zālē. Ah, sì, prego. Уважаеми господин председател, скъпи колеги! Приекшадата, дамы и господа, šī mandāta beigās Eiropas parlaments grasās nākt klai, pie, pieļaut būtisku kļūdu. Respektīvi, pakotne, kas trīsreiz tikus noraidīta, tagad nodot balsošanai ceturto reizi, bez neviena kompromisa grozījuma, bez nevienas vienošanās. Manuprāt, tas būtu, nu es nezinu, tā kā tāda kauliņu mešana, spēle uz laimi vairāk par 1800 grozījumiem. Tā rezultātā nonāksim pie milzīga, mil, pilnīga hausa, tāpēc lūdzu atbalstiet mūsu priekšlikumu un vienkārši nu, tādējādi glābiet visu Eiropas pilsoņu dzīvi. Jēr. EKR grupas vārdā. Lūdzu. Komisja Transportu rozpatrywała e, pakiet mobilności. Transportēšanas komiteja šo jautājumu ir izskatījis, un mēs jau esam vienojušies Eiropas parlamentā, taču vienošanās tika atcelta. Tagad ir divi no trīs ziņojumiem, un šeit mums nav vienošanās panākta. Nav arī neviena grozījumu, kas kādā veidā būtu atbalstītu transporta komitejā. Līdz ar to, vai būtu nepieciešams 1060 eh, grozījumu izskatīt šeit, plenārsēdē, jo ne visiem deputātiem pat ir eh, nojauta, par ko vispār ir katrs no šiem grozījumiem. Tāpēc arī varbūt Vandekampa un Merikilonen kundzes ziņojums, respektīvi tie ziņojumi, kas komitejā nav atbalstīti, Viņus nevajadzētu izskatīt šajā parlamenta sasaukumā. Paldies! Vēlas izteikties Ertu kungs ziņot referents lūdzu. Yeah, much, Lielas paldies priekšādātāji. Manuprāt, tas nav pareizākais veids, kā rīkoties. Mēs esam strādājuši vairāk kā divus gadus pie šiem dokumentiem, pie šiem ziņojumiem mobilitātes pakotnē numur viens. Esam raduši atbilstīgas kompromisa grozījumus visā parlamentā un, lai izvairītos uh, no šīs briesmīgās nožēlāmās situācijās, situācijas, ko piedz, kas tiek piedzīvot uz ceļiem visur Eiropas Savienībā un nodrošināt viņiem juridisko skaidrību, mums jānobalsoši par šo pakotni vēl šajā sasaukumā šonedēļ Strasbūrā. Mēs esam raduši atbilstīgo risinājumu, gribu to uzsvērt vēl vienreiz. Nav pilnīgi nekādas vajadzības balsojumu pārcelt, tas šobrīd ir tikai tāds politisks spēlīts no to, kolēģu puses, kas vēl šeit apstrīdēt virkni juridiski jautājumi. Tāpēc es gribētu visus lūgt balsot par šo mobilitātes pakotni vēl šonadēļ. Tagad balsosim. Metto ai voti. Un tagad balsosim par eh, to deputātu priekšlikumu, tātad no EKR un FDD grupām, kas prasa, lai diskusijas un balsojums par mobilitātes pakotni tiktu izņemti no darba kārtības. Sākam bal... Būs personāla balsojums, sākam balsot. il voto è chiuso. beidzam balsot. la proposta è respinta con due. noraidīts ar divām balsīm. quindi l'ordine del giorno rimane. Tādējādi nemainām darba kārtību. Sempre per mercoledì. Joprojām attiecībā uz trešdienu. Eiropas Tautas partija. Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Monsieur le Président, mes chers collègues! Priekšādātāji, godātie kolēģi, Karima Dēlī, jūs nolēmāt atstāt darba kārtībā mobilitātes pakotni. Gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka tam, tajā ir vairāk par tūkstots grozījumi, kas vēl nav iztūkoti Es zinu, ka jūs nobalsojāt šādu, un, protams, ka mēs respektēsim šo izvēli, bet šobrīd katram no jums ir jāuzņems atbildību uz saviem pleciem. Šodien mums visiem ir jābūt atbildīgiem. Un ko nozīmē būt atbildīgiem? Tas nozīmē, ka mums jānodrošina pēc iespējas labāka sociāla situācija visiem tiem, kas strādā ceļu sektorā. Un tāpēc nedariet tagad to, ko darījāt pagājušajā reizē un me, nemēģiniet tagad instrumentalizēt šo tekstu, lai nav tā, ka mēs beigās nonākam pie tādas situācijas, kur mums ziņojumi nav vispār. Paldies! Honorēle Goga. Gogen kungs. Lithuanian delegation is not here. Lietuvas delegācija šobrīd nav klāt. Mēs visi būtu balsojuši par šo priekšlikumu. Tiešām nav godīgi šādi rīkoties. Tas ir negodīgi, netaisnīgi. Mums vajadzētu šo balsojumu pārcelt uz vēlāku laiku, un jūs visu to labi zinat. Lietuva ir maza valsts, nenoliedzama Eiropā, bet mūs šis jautājums eh, nodarīs pāri pamatīgi. Jums ir jāaizstāv šīs mazās valstis kas atbalsta kopumā Eiropas projektu, kas cīnās par Eiropas projektu, bet šobrīd jūs mums nodarāt pāri ar šiem grozījumiem. Vienkārši gribētu, lai tas parādās protokolā. Goga kungs, Plenāra sēde ir suverēna. Es arī informēju par tulkojumu problēmām un kāds tiks atrisināts. Eiropas parlaments ir nobalsojis ar personālu balsojumu, kā atgādina, kā atgādina deputāti suverēni paši lemj, kā rīkoties trešdien. ETP ir lūgusi pievienot pēcpusdienā komisijas paziņojumu par apdraudējumu drošībai un par ļoti ātru teroristu satura izplatīšanu tiešsaistē, vai kāds no Eiropas tautas partijas lūdz vēlas informēt par šiem Ecels konsulants. Es paldies Tautas partiju vēlas pieprasīt, lai komisijas paziņojums par drošības draudiem, kas izriet no straujas teroristu satura izplatīšanas interneta apkarošana. Jūs priekšādā kungs eh, teicāt, jau runājot par šīm briesmīgajām mainām un notikumiem Krestčērčā un Utrehtā, un tam jāsaka, tūlīt globāli bija sekotāji šī informācija tika izplatīta, kā mēs zinām, mēs zinām. Uh, ka traģiskā veidā šī interneta vietne, šī vieta, kas tiek piedāvāta tīklā, tiek izbēndo, izmantot ļaunprātīgi. Un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka šādā veidā terorisms tiek popularizēts un tā tālāk. Nē, interneta vidi jāpadara drošāk, un tāpēc es, kas sastopas ar tālākiem teroristu draudiem un dažādiem uzbrukumu draudiem no dažādām grupām un arī atsevišķiem eh, interesantiem, viņi visi izmanto interesa, eh, internetu, lai šāda veida vēstis popularizētu. Mēs uzskatām, ka tas nav pieņems, pieņemams un lai arī zinu, ka likumdošanas process jau ir iesācies un turpinās šonadēļ. Mums vajadzētu nosūtīt spēcīgu politisku signālu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tas jādara steidzamā kārtā. Un pret vēlas izteikties Daltona kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Kreisčēčs uzbrukumu mums visiem atgādināja, ka mums daudz vairāk jādara lietas labā šai jomā. Tam mēs visi piekrītam, bet jautājums ir par to, kā. Es esmu referents, kas strādā pie šī dokumenta. Komisija jau ir nākus klajā ar likumdošanas priekšlikumu par šo tēmu. Mēs risinām sarunas šobrīd. Un eh, šobrīd mēs grasamies iziet arī uz kompromisu grozījumiem, mums ir ānu referenta tikšanās, balsojums paredzēts Liba nākamnedēļ, par to visu plenāru sēdē runāsim nākam mēnesi. Un tāpēc jūs visi, nu varbūt es ne, bet jums visiem varbūt iespēja šo jautājumu apsvērst mm, gāru un gari visu nākamo mēnesi. Un tas taču ir atbilstīgs parlamentu process, tos mums arī būtu jāievēro. Un es nebūtu, nedomāju, ka būtu pareizi šobrīd, ka komisija nāk klajā ar paziņojumu par savu priekšlumu, kamēr mums turpinās sarunas par šo dokumentu komitejā. Un lai arī es, protams, jūtu sekotu līdz šim tautas partijas priekšlikumam, es domāju, ka mums vajadzētu balsot pret to. Bene, mettiamo. Labi, balsosim par Eiropas Tautas partijas lūgumu iekļaut trešdienas pēcpusdienā komisijas paziņojumu par drošības apdraudiem, kas izried no teroristu ceturtu ātras izplatīšanās. Tieši taisē, kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Gribat pārbaudīt, lūdzu? Sākam balsot. Beidzam balsot. La proposta è respinta. Noraidīts. L'ordine dei lavori è così. Un tādējādi esam noteikuši darba kārtību. Tagad skatām pārējos darbkārtības punktus. Un tagad runāsim par uh, Kofodu un Neidermājera ziņojumu par ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanam. Uh, Godātie kolēģi, tālāk ķersimies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tas ir šīs pēcpusdienas pirmais darba kārtības jautājums, respektīvi Ko, Jepes Kofoda un Dudeka Nidermajas ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu. Godātie kolēģi, man ir lūgums. Tie, kas dodas prom no zāles, nevēlas piedalīties šajā debatē, debatēs, lūdzu dariet to ātri klusiņām, tā lai nebūtu zālē trokšņi un mēs varētu darbu turpināt. Nu tātad, lūk, ķeramies pie pirmā šīs pēcpusdienas darbu kārtības jautājuma, un nu, pirmām kārtām došu vārdu Jepem Kofotam, kā vienam no līdzreferentiem. Lūdzu. Please go ahead, Ms. Kofa. Thank you, thank you. Lielas paldies priekšādātāji, godātais komisāri, kolēģi. Mūsu priekšā šobrīd ir lēmums, tas, tas jāpieņem rīt un tas, jāsaka, ir saistīts ar vienu no visaptvarošākajiem darbiem, ko veic šis parlaments šai sasaukumā, respektīvi, te runāsim par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu. Nu, kaut vai, piemēram, šis nodokļu apiešanas jautājums. Priekšādātais runātāja pārtraucis, atvainojos zāli, acīm redzam trūst respektu pret jūsu sacīto. Godātie kolēģi, priekšādātājs atkārto, debates lūdzu turpinās šeit zālē, un ja jūs vēlaties īstenot sarunas savā starpā, dariet to ārpus šīs zāles. Kolēģi, lūdzu atstājiet zāli, ja nevēlaties piedalīties šajās debatēs. You, Lies paldies, Kofatungs, atvainojiet, lūdzu atsāciet savu uzrunu. Priekšādētāji, paldies. Nu labi, tad sākšu no sākuma vēlreiz. Paldies! Jāsaka, šīs ir ārkārtīgi nozīmīgas demats. Mēs šobrīd noslēdzam daudzu gadu darbu, kas šai parlamentā veikts cīņā pret no finanšu noziegumiem, izvarīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu. Mūsu priekšā ir viens no visaptvertošākajiem darba rezultātiem, ko vispār šis parlaments paveicis šim mandātu laikā cīnoties pret nodokļu krāpšanos un finanšu noziegumiem. Nu, kaut vai, piemēram, nodokļu apiešanas e, piemērs, tas izmaksā apmēram 1 triljonu eiro gadā Eiropas Savienībai. Tas nozīmē, ka 2000 eiro katram es pilsonim. Tā ir nauda, kas varētu nonākt uh, slimnīcās, par kuru varētu, ko varētu ieguldīt izglītībā, kas varētu palīdzēt iedzīvotājiem. Un, protams, ka šī nodokļu summas faktiski tiek nozaktas, un tās tiek nozaktas riskam vispakļautākajām grupām. Uh, Turklāt Eiropas Savienībā mums taču ir lielākais vienotais tirgus. Mēs esam tādi, kas piesaista piesaist daudz līdzekļu un uzņēmē darbības, bet tāpat laikā nerīkojamies pietiekami efektīvi, lai pieliktu punktu finanšu noziegumiem. Ir visa šī netīrā Krievijas nauda un citas eh, cita naudas plūsmas, kas ienāk šeit Eiropas Savienībā bez atbilstības kontrolas, bez pāraudzības, bez ties, tiesību aktu ievērošanas, bez atbilstīgām sankcijām, bez vēršanās pret tām bankām, kas neievēro noteikumus un tā tālāk. Manā valstī mums arī bija Danske banka skandāls. Un tur šie līdzekļi ienāca caur Igauniju, tur bija runa par 200 miljoniem eiro. Tā bija tāda ļoti aizdomīga, tie bija ļoti aizdomīgi līdzekļi, visdrīzāk tiešām tie nāca no Krievijas oligarhiem, no noziedzīgām rokām un nonāca mūsu tirgū. Un šī kontrola ir jāspēcina. Šis ziņojums ir lielisks, te esam iekļaujuši ļoti daudz labu rekomendāciju. Un pirmām kārtām vēlos teikt, ka efektīvas minimālās korporatīvās bāzes noteikšana Eiropā ir obligāta. Mums ir jāpārtrauc šīs sacensības pēc iespējas lētākiem sacensību pamatiem. Nē, mums ir ir jāveido standartizēta noteikuma. Mums turklāt jāveidot arī pārobežu nodokļu identifikācijas prakses. Dalību valstīm jābeidz rīkoties pašām uz savu roku, bet jānodrošina godīgi nodokļi Eiropā. Par naudas atmazgāšanu mums ir vajadzīgs centralizēts process, kas ļauj sadarboties eh, dalību valstīm, jo šobrīd jāsaka ļoti vienkārši šo netīro naudu ievest Eiropā un tad to izmantot visur šeit, ēs iekšienē. Un tas ir draudz mūsu finanšu un ekonomiskajai stabilitātei, tas ir apdraudējums arī arī mūsu tiesiskajai sistēmai. Nu, piemēram, mums turklāt ir vajadzīga arī centralizēta FIU, jeb šī izmeklēšanas vienības, Mm, tā, lai varētu efektīvi cīnīties pret naudas atmazgāšanu. Mēs jau līdzīgas tiesību aktus šeit parlamentā esam pieņēmuši, bet problēma ir arī īstenošana. Turklāt redzam, ka lielākoties lielākās korporācijas uh, uz šīs planētas, šie teh, teh giganti, ļoti daudz uh, veic uzņēmēju darbību. Viņi tāpat laikā nemaksā atbilstīgas nodokļus par to vērtību, ko viņi rada un pakalpojumiem, ko sniedz. Un arī tie mums jāatcina godīgi maksāt nodokļus un jānodrošina, ka ir tādi tiesību akti, kas to var, tos var piespiest tā rīkoties. Mums ir vajadzīgi nodokļu jautājumos pārskatāmība, ir vajadzīgs specifisku valstu mm, pārskatu un sagatavošanas noteikumus, un jā, turklāt jānodrošina, ka uzņēmumi rīkojas sociāli atbildīgi. Uzņēmumiem un dalībvalstīm ir jāpārliecinās, ka tiek ievērot tie standarti, ko mēs nosakām. Domāju, ka šis mm, parlamenta dokuments piedāvā lielisku soli uz priekšu. Turklāt tiek runāts, ka tiek sagatavots saraksts ar trešām valstīm, kas atsakās sadarboties nodokļu jautājumos. Un, ja mēs, eh, iz, mums jāizvanto arī tie kriteriji, ko piemērojam trešām valstīm arī šeit Eiropas Savienībā, un jūs redzēsiet, ka tas ir aktuāli, jo ir vienots, viens otrs uzņēmums, kas īsteno ļoti agresīvu nodokļu politiku. Un tad mēs nodrošināsim šo taisnīgumu. Un tāpēc, godētie kolēģi, uh, domāju, ka mūsu priekšā ir ļoti labs, saturīgs, visaptvarošs ziņojums, bet, protams, ka arī nākotnē būs jādara vēl daudz kas vairāk, un tāpēc aicinu arī izveidot tādu pastāvīgāku struktūru šī parlamenta ietvaros, kas cīnītos pret finanšu noziegumiem. Tā, lai tas varētu būt efektīvi, lai šis darbs varētu turpināties, un paldies par uzmanību. Lies paldies Kofadu kungam, nākamais runātājs uz četrām minūtēm, otrs līdzreferents Ludeks Nīdermājers lūdzu. Lies paldies priekšādātāji. Nu šķiet, ka man ir četras plus divas minūtes, vai ne tā? Gribu teikt, ka šis ziņojums noslēdz taksa trīs īpašās komitejas darbu, un šeit ir iesniegt apmēram 300 grozījumu, kuru mērķis ir no, novērst visa veida plaisas pastāvošajos tiesību aktos, lai vērtos pret finanšu noziegumiem un nodokļu apiešanu. Turklāt mēs vēlamies nākt klāt rekomendācijām un risinājumiem dažādu veidu skandālu gadījumos. Mēs šeit nerunājam tikai un vienīgi par naudas atmazgāšanu un nodokļu krāpšanas, runājam arī par digitalizāciju, par attālinātiem pakalpojumiem, par vien pieaugošu starpsavienojumību. Šīs um, konkurējošās nodokļu sistēmas šobrīd ir jautājums nespēja atrisināt, un es domāju, ka nodokļu savākšanā mēs sastopamies ar milzīgām problēmām. Te mēs atspoguļojam arī takse un takse divi un pana komitejas secinājumus, uz tiem balstām šo tālāko darbu, un tas atspoguļojas ziņojumā, īpaši runājot, piemēram, par lielāku pārskatāmību nodokļu jomā. Tāpat arī uh, atba, atsaucamies uz analīzes daudzas ieteikumiem. Uh, Eiropas parlamenta ieteikumi šeit runā par daudzām izmaiņām. Te runājam, piemēram, par pārskatāmības uzlabošanu, par godīgumu taisnīgumu uzlabošanu, cenšoties vienkāršot nodokļu režīmus un sistēmas. Tāpat vēlamies šeit iestrādāt arī sadarbības starp dalību valstīm informācijas apmaiņas jomā, kā arī dzen pastiprināt sadarbību. Ļoti būtisks uzlabojums paredzēts arī globālā jomā. Te nerunāja tikai par BEP iniciatīvu, kā rezultātā globāli tik ievest jaunu standartu šai jomā, bet runāja arī par to, ka digitālie nodokļi varētu tikt sistematizēti. Tā visa rezultātā mēs šobrīd piedzīvojam uzlabojumu, piemēram, nodokļu pārskatāmībā visā pasaulē, bet tāpat laikā mums jāizdara arī spiediens, lai mēs virzītos uz priekšu un rastu vislabākos veidus, kā modernizēt un padarīt vēl taisnīgākas šīs nodokļu sistēmas, tā lai pārliecinātos, ka nodokļi tiek iekasēti taisnīgi. Tāpat laikā mums jāpārliecinās, ka tie, kas maksā nodokļus un maksā tos atbilstīgi, netiek apgrūtināti ar pārliecīgu birokrātiju, tīpaši tas attiecas uz MVU un nodokļu iekasēšana kā tāda nedrīkst būt pārāk dārga un neefektīva. Ir dramatiskas pārmaiņas ir saistītas arī ar uzlabojumu un plašāko lomu digitālās nodokļu jomas eh, lietā. Te mums jā, jāizveido jaunas koncepcijas par, ka, par to, kā risināt šo jauno situāciju tautsēmniecībā. Skumji, ka padoma nespēja virzīties uz priekšu šo ļoti svarīgo iniciatīvu. Te runājam arī par kopējo konsolidēto ieņemumu nodokļa eh, bāzi un digitālo nodokli. Es ceru tomēr, ka mēs spēlēt, varēsim nospēlēt atbilstīgu lomu globālajā tautsēmniecībā un varēsim rast labu risinājumu tām problēmām, kas izriet, izriet no šīm pārmaiņām ekonomikā. Man turklāt jāsaka, ka arī takse 3 ziņojums ir lielisks piemērs tam, kā rast atbilstīgu vienotību visos politiskajās grupās. Un priecājos, ka esmu bijis daļa no, šo, no šīs vienošanās meklējumiem. Protams, ka kā vienmēr par visu vienoties mēs nevarējām, tas jau nav nekāds pārsteigums. Man jāsaka, ka es patiešām ticu šiem kopīgiem risinājumiem šai jomā, kur nevaram rasīt, rast risinājumus, piemēram, dalību valstu līmenī katrā atsevišķi. Tomēr tāpat laikā uzskatu, ka būtisks nodokļu jo, jomas atbildības sloks jāuzņems dalībvalstīm pašām, un, protams, tas arī jārespektē. It īpaši tas attiecas, piemēram, uz to, ka ir jāizveido kaut kādas minimālās efektīvās nodokļu likmes. Es lielā mērā atbalstu darbu, ko veikusi SAO šajā jomā, un tāpat laikā nevaru atbalstīt priekšlikumu, ko izteikuši parlamenta deputāti, lai izveidotu 13% minimālo efektīvo nodokļu likmi. Es domāju, ka ir ļoti daudzas jomas nodokļu sektorā, kur faktiski tiešām kompetence būtu jāatstāj dalību valstu ziņā. Bet vēlos gan teikt, ka lielākajā daļā gadījumu mums izdevās rast tādu nu, kopsaucēju, pamatīgu kopsaucēju, un priecājos, ka pēc tam, kad eh, komisija eh, padomu kopā izveidoja šo sarakstu ar eh, tādu trešo jurisdikciju līsti, kuras nesadarbojas nodokļu jomā, mums ir izdevies gūt progresu, piemēram, vēršoties pret dažādu veidu agresīvu nodokļu plānošanu, eh, nu, jo tā, protams, tiek izmantot tieši šādās trešajās valstīs. Turklāt augsti vērtē un domāju, ka to arī visi dara šo uzlaboto pārskatāmību padomas darbā, it īpaši ņemot vērā pārmaiņas eh, rīcības kodekstā un ceru, ka ar vien vairāk pieaugs padomas locekļu vēlme virzīties uz priekšu pie šīm ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem, kas ļautu uzlabot kopumā vienotā tirgus funkcionēšanu. Taksi 3 komitejas darba gaitā mēs risinājām daudzus un dažādus naudas atmazgāšanas problēmu jautājumus. Ar nožēlu konstatēju, ka komisijai nācās uzsākt, uzsākt pārkāpumu procedūras, jo dalībvalstis nav īstenojušas naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu. Uh, Mūsu vēlme ir aizsargāt šo finanšu sistēmu kopumā bet mēs tā, un tā spēs darboties tikai tad, ja tā tiks atbilstīgi īstenot, un jāsaka, ka šobrīd virzība pareizajā virzienā nenotiek. Tāpat ir arī citi jautājumi, ko mēs darba laikā risinām, nu, piemēram, jautājums par šīm zelta vīzām, un komiteja pauž spēcīgu nodokli, ka eh, šāda veida vīzu sistēmai nav atbilstīgu pamatojumu, lai arī atsevišķi priekšrocības, protams, kaut kādām dalībvalstīm no tā visa ir, un tāpēc mēs ierosinām aizliegt šāda veida zelta vīzas vai cita veida līdzīgus instrumentus un palielināt palielinātu pārskatāmību un eh, analīzi šādās jomās. Un visbeidzot, gribu teikt paldies visiem kolēģiem, kas strādāja pie šī ziņojuma. Tīpaši paldies līdzreferentam Kofadu kungam un paldies arī visiem ēnu referentiem. Īpaši augstu vērtēju arī darbinieku darbu, uh, Un, protams, eh, Eiropas parlamenta dep, sekretariātam milzu paldies. Lielas paldies, Nīdermajer kungs. Jā, jums tiešām bija 4 plus 2 minūtes. Tieši jūsu grupa to arī norādīja, ka jūs līdz ar to šīs 2 minūtes beigās neizmantosiet un tagad varētu runāt 6 minūtes. Uh, Un, lai kāds arī nebūtu, nākamais runātājs ir komisārs Moskovīsī. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, dāmas, kungi deputāti. Man ir ļoti liels prieks par šo man doto iespēju, iespējams man pēdējā šī iespēja sasaukumā. Lai tad jūs arī varētu iepazīstināt mūsu kopējo cīņu par taisnīgāku nodokļu politiku, vispirms es vēlos pateikties un uzteikt uh, jūs par šo milzīgo darbu, ko esat paveikuši Taks 3, tātad 34 reizes tikās bija uh, 5 izmeklēšanas misijas, jūs arī uzklausījāt simtiem ekspertu, seši pētījumi tika veikti uz specifiskiem jautājumiem, un pēc tam tas viss tika detalizēti izanalizēts šodienas deba, uh, ziņojums arī turpina iepriekšējās. Ja Pēram izmeklēšanas komitejas darbu noslēgsies 12 mēnešu mandāts. Tiešām izcili paveikts darbs komitejā, izcili paveikts darbs Eiropas parlamentā par šo milzīgi, milzīgo darbu. Pēdējo četru gadu laikā varam teikt, ka mūsu institūcijas ir kļuvušas par tādiem organiskiem sabiedrotajiem cīņā par nodokļu taisnīgumu. Un ziņojums arī to atspoguļo lai šī cīņa ar nākamo Eiropas parlamentu, ar nākamo komisāru un komisiju, lai tad šī cīņa arī turpinātos. Es ceru, ka tas iedvesmos mūs visus. Un es vēlētos sākumā varbūt reaģēt uz tādiem svarīgākiem jautājumiem šajā ziņojumā, kur ir un, tiek runāts par finanšu nozīmēm, izvairīšanos nodokļu maksāšanas nodokļu apiešanu. Tūkstošiem reiz esmu te, šeit teicis, ka starptautiskā nodokļu sistēma vairs nav piemērota 21. gadsimta realitātei noteikumi eh, neiekļauj šo mobīlo un jaunās ekonomikas modeļu nemateriālo raksturu. Tādēļ ir jāveic izmaiņas. Un nožēloju, ka eh, nav panākta vienošanās par nodokli attiecībā uz digitālajiem pakalpojumiem Ekofinā, kas tikās 12. martā. Uh, Uzskatu, ka tomēr, ka ir spērts arī soļus priekšu, un sākotnēji mazais atbalsts tomēr kļūst lielāks. Taču ir tomēr viena priekšrocība, ka ir pātrinātas diskusijas starptautiskā līmenī. Tieši šajā līmenī turpināsies darbs, un, protams, Eiropas Savienība un arī Eiropas komisija tur piedalīsies. Mēs zinām, kā tur ir divi svarīgi pīlāri, kas iet tad, tad, tālāk arī par digitālo ekonomiku un arī par uh, nodokļiem apliktiem tiesībām un uh, peļņu. Mēs gribam arī šo minimālo nodokļu bāzi uh, mums ir jāpaturprātā tas, ka mēs eh, neesam tikai 27, 28 dalību valstis. Nē, mēs pārstāvjam integrētu tirgu, kur ir 500 miljoni patērētāji ar visai augstu pirkt spēju, un tā ir mūsu priekšrocība starptautiskajā arēnā. Tieši tādēļ vēstījums, ko gribu norot, ir tāds, ka mums ir jākoordinējas pirms G20 samita. Būtu absurdi tikai 3, 4, 5 priekšlikumi, kas izriet no Eiropas Savienības. Tas mūs vājinās. Nē, mums ir jārunā vienā balsī. Tas ļaus Eiropas Savienībai labāk aizstāvēt savas intereses arī iestāties par vienkāršu nodokļu politiku, kas veicina investīcijas, bet lai galvenokārt nodokļu politika un sistēma kopumā būtu taisnīga. Pēc tam, jā, kad nožēloju šo, eh, šīs neveiksmes attiecībā uz digitālo nodokli, tomēr man ir prieks, ka ir eh, valsts vienošanās par 15 jurisdikcijām, kas tiek uzskatīts par tādām, kas nesadarbojas. Uh, Es gribētu, lai mēs vairs nenomēlnotu citus, tas vaina mūsu darbu. Protams, kā panākums jau ir pašā šajā sarakstā. Saraksts ir uzticams, tas ir vissvarīgākais saraksts un lielākais starptautiskā līmenī. Taču galvenais panākums ir procesā, kādu mēs dialogu izvērtām un reformas desmitiem valstis pasaulē ir ieviesuši šīs reformas, lai izvairītos no šīs sāraksta. Ir tātad uh, šīs valstis īstenojušas patiesas uh, nodokļu sistēmas, ir valstis, kur nav uzņēmumu nodoklis, tagad ir šis nu, um, procentu likme, bet uh, arī OECD un Eiropa ir ietekmējuši šo valstu attīstību. Saprotu, ka ir arī kritika attiecībā uz šo sarakstu, ka dažas valstis varbūt tur nav. Tas bija taks trīs ziņojumā. Nu, tā ir tā. Uh, E, jā, atšķirības starp mums, un man dažkārt ir grūti sev paskaidrot. Un, nu, Runājot par startautiskiem e, noteikumiem, Eiropas Savienībā nav nodokļu paradīzes. Un tas e, arī ir vērtējis to, ka ir bijis informācijas apmaiņa Eiropas Savienībā. Protams, ka viss nav perfekti. Arī es runāju par nodokļu melnajiem caurumiem, un es zinu, ka ir valstis, kurās ir tāda praksa, kas ir pārāk labvēlīgi noskaņota. Uh, nodokļu optimizācijai vai agresīvai nodokļu plānošanai, bet lai apkarotu šāda veida prakses šeit Eiropas Savienībā, un es to nosodu, es domāju, ka mums ir arī citi instrumenti, ne tikai saraksts, mums ir Eiropas likumdošana. Esam daudz to stiprinājuši, ir rīcības kodeks, Eiropas pusgads. Nu, lūk, Šī ir tāda nianse, kas arī paskaidro mūsu viedokļu atšķirību, bet es domāju, galvenokārt mēs tomēr esam vienas prāts. Es uzskatu, ka mums ir jāpadara vēl spēcīgāk šie instrumenti, mums ir jāuzlabo likumdošana, lai būtu lielāks taisnīgums, lielāka arī nodokļu caurskatāmība Eiropas Savienībā, tad, kad netiek nodokļi iekasēti, mēs to zinām, kā tieši mazāk aizsargātajākie, visnabadzīgākie, kas uh, cieš. Lūk, Ja bagātākie nemaksā nodokli, tad kādēļ lai trūcīgākie to darītu brīvprātīgi? Mēs varam iet vēl tālāk, lai varētu izskaust uh, kaitniecisks nodokļu prakses. Šeit runāja par šīm nodokļu vēstulēm, ko izmanto multinacionālās kompānijas, šīs vienošanās. Uh, Tad arī nodokļu inspektoru darbs, arī administratīvā sadarbība ir jāpalielina, lai dalību valstis atvēlētu nepieciešamos līdzēkļus, jo mēs zinām ar nesenajiem skandāliem, ka tieši sadarbības trūkums arī radīja problēmas, kas tik ļaunprātīgi izmantotas. Un arī mēs zinām, jā, ka Esam arī agresīvā nodokļu plānošanā ieviesuši tādus noteikumus, kur mērķis ir uh, Uh, palielināt caurskatāmību nodokļu administrācijās. Šie nodokļi būs spēkā sākot ar 2020. gadu, un to varēs izmantot nodokļu iestādes Eiropas Savienībā. Tas ir milzīgs progress. Jābūt arī ļoti piesardzīgiem attiecībā uz īstenošanu. Tad runāja arī par, protams, par nelegāli iegūto ienākumu legalizēšanu un terorismu finansēšanu. Arī kolēģe Jūro ir daudz strādājis pie šī, ir tagad direktīva attiecībā uz nelegāli iegūto līdzekļu legalizāciju un tālāk par PVN krāpšanos. Esam stiprinājuši Nacionālā administrāciju kapacitātes, lai tās varētu jau laicīgi identificēt krāpšanos ar PVN. Mēs tad arī veicinām nodokļu muitas informācijas apmaiņu un sadarbības ar Eurofisk, Europolu, Olafu. Mēs arī turpinām darbu, lai Eurofisk būtu vēl proaktīvāks Es negribu šeit uzskaitīt pilnīgi visu. Uh, jūsu ziņojumā jau viss ir pateikts. Noslēgumā es gribētu pieturēties pie viena ļoti svarīga politiskā vēstījuma jūsu ziņojumā gan Eiropas parlamenta vēlēšanām, nākamajam parlamentam, nākamajai Eiropas komisijai un padomēji, proti progresīvā pārēja uz kvalificēto vairākumu. Ne tikai tādēļ, ka es pilnībā to varu atbalstīt, bet es to atbalstu arī piedāvājot, izmantojot šo pārējas klauzulu, lai to Uh, īstenot. Un te ir trīs iemesli, kas uh, nosaka to, ka pārējie nodokļu jomās kvalificēto vairākumu ir vitāla Eiropas Savienībai, tādēļ būs iespēja ātrāk reaģēt un būt arī daudz efektīvākai tādā jomā, kur mēs zinām, kur izaicinājumi ir globāli, un Eiropieši daudz no mums sagaida, un līdz ar to balsošana, vien, vienbalsījies balsojums ir uh, problēma. Kvalificētais vairākums uh, arī jau Uh, tādējādi veicināt arī šo demokrātisko lēmumu pieņemšanu, tur būtu lielāks leģitimitātes, un arī Eiropas parlaments arī piedalītos šādā balsojumā, tādējādi visas valsts tiktu labāk pārstāvētas. Un visbeidzot, arī nodokļu um, šīs aktivitātes Eiropas Savienībā arī tiks paplašināts. Jā, mēs eh, runāju par enerģiju, par cīņu pret klimata izmaiņām, es runāju par nodokli uzņēmumiem, es iestājos arī par kopējo konsolidēto nodokļu bāzi. Uh, Un te mums ir nepieciešams balsojums ar kvalificēto vairākumu. Tādējādi mēs varēsim arī sasniegt plašus sociālos mērķus, te runā par vidas aizsardzību, arī par finanšu nu, tirgus regulējumu. Es aicinu tādēļ Eiropas parlamentu, es aicinu Eiropas partijas arī īstenot šo priekšlikumu un iedzīvināt debates. Tas ir ļoti svarīgi arī jūsu institūcijai, ne tikai lai palielinātu jūsu pilnvērts, bet arī lai padarītu dzirdamu šo balsi, ko dažkārt nedzird valstis par Eiropas kopīgiem interesēm. Ja nākamajā Eiropas parlamentā būs tikpat liels vairākums, kas atbalsta šo priekšlikumu, un ka šis vairākums ir tikpat liels, lai apkarotu uh, nodokļu nemaksāšanu, tas būs milzīgs sasniegums demokrātijai. Tas mainīs gan uh, spēles noteikums, gan pašu spēli. Paldies! Paldies, paldies komisāra kungs! un tālāk uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Pirmām kārtām Tautas partijas vārdā uz pusotru minūti Werners Langens lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji. Pirmām kārtām vēlos uzteikt šo ziņojumu. 410 šeit dažādas piezīmes un atsevišķi jautājumi nāk kā tāds secinājums šim garo gadu darbam. Uh, Un paldies abiem līdzreferentiem, no sirds paldies jums. Un jāsaka, ļoti labi jūs turpināt šo takse viens un takse divi un pana komitejas darbu. Otram kārtām nodokļu taisnīgums. Godīga nodokļu konkurence, naudas atmazgāšanas apkarošana. Visi šie jautājumi ir liek, jāliek parlamenta darba kārtībā, un tas jāturpina darīt. Nedar, nu, nevar, nepietiek ar to, ka viens sasaukums par to ir runājis, un tad ar to viss tagad noslēgsies. Nē un tāpēc ir tikai un vienīgi pamatoti šo darbu turpināt, un Moskavīs īkungs, jūs jau šais piecos gados arī esat daudz ko ierosinājuši šai jomā, paldies jums par to, bet jūsu pēdējais priekšlikums, respektīvi, ka tas šobrīd ir viss parlamentu rokās, Un, nu, tad ir saistīts ar to, ka mums ir jātiek galā ar šo vienprātību, bet kamēr dalībvalstis ir pret to, un tāda ir arī mana, manas partijas sociāla mm, eh, attiecīgā ministre Vācijā, Vācijā, viņi ir pret šo priekšlikumu, kamēr dalībvalstis bloķē šāda veida idejas, mēs nekādu sojas uz priekšu spērt nevarēsim, un tāpēc nepietiek tikai ar aicinājumiem no jūsu puses, komisāra kungs, nē, mums ir jāvēršas pret visa veida nodokļu āzēm, tās jāsauc vārdā arī šeit šeit Eiropas Savienības ietvaros nosaukšu divas - Luksemburga Jo, piemēram, tur netiek likts, eh, ne, daudz kas netiek aplikts ar nodokļiem, un Nīderlanda ir otra no šīm valstīm. Kamēr mēs godīgi to visu skaidru un gaišu nepateiksim, tikmēr nevarēsim globāli uzņemties līderību. Paldies! Tālāk sociālās un demokrātu grupas vārdā uz vienu minūtu Regneras kundze. Paldies! Es lepojos ar mūsu darbu šeit Eiropas parlamentā. Mēs esam tas virzītātā spēks, kas ļauj vērsties pret šiem eh, nodokļu eh, krāpšanās gadījumiem. Un ja dalībvalstis īstenotu to, ko mēs šeit liekam priekšā, tad tādā gadījumā tiešām mēs piedzīvotu vienkārši milzīgu rea revolūciju nodokļu politikas jomā. 829 miljārdi eiro mums faktiski paiet garām, tāpēc, ka notiek nodokļu krāpšana. Iedomājieties, ko mēs varētu ar šo naudas summu panākt, kā mēs varētu palīdzēt jaunā, jauniešiem nodrošināt darba vietu. Bet, nu, vis, visa tā problēma ir dalībvalstīs šobrīd, un tāpēc šī vienprātība nodokļu jautājumos ir jāceļ. Ik pa brīdim eh, kāds kaut ko atkal nobloķē. Viņi nevēlas nodrošināt pārskatāmību nodokļu jomā. Nu, piemēram, arī vīri šī koncernu aplikšana nodokļiem un tā tālāk. Mēs vēlamies zināt, kur šie lielie koncernu nodokļus maksā un kur nē. Un beigu beigās šeit mums taču ir jānosaka arī minimālā nodokļu likme. Šeit plenārsēdē rītdien ierosinu balsot par šo grozījumu, tad, kad balsosim par ziņojumu kopumā. Lielas paldies, ko tā tā kolēģi tagad EKR grupas vārdā uz pusotru minūti Roberts Zīle. Paldies, priekšsēdētāja, paldies, komisāra kungs. Pirmām kārtām vēlos pateikties abiem referentiem un visiem, kas ir piedalījušies ziņojuma virzīšanā parlamentā šis ārkārtīgi svarīgs ziņojums, kurā bija daudz grozījumu un daudz kompromisa. Naudas atmazgāšana ir bijusi un, diemžēl, joprojām paliek nopietna problēma Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Līdz ar to cīņai pret to ir jābūt prioritātei. Mēs tagad jau esam noteikuši, kas ir jāuzlabo. Te ir runāts par nepieciešamību sadarboties ar FIU, bet tomēr ir zināmas atšķirības, kas joprojām ir jāatrisina. Pirmkārt, Lai gan ziņojumā ir pamatoti nosodītas atsevišķas bankas, kas bija saistīts ar naudas atmazgāšanu, tomēr ir skaidrs, ka problēma ir sistēmiska. Mani grozījumi, kas uzsvēra naudas atmazgāšanas sistēmisko raksturu, komiteja netika atbalstīti. Es ceru, ka mēs varam atgriezties pie šī jautājuma, jo runa nav par to, ka ir tikai daži puši āboli uh, eh, gadā, respektīvi dažas valstis vai dažas bankas. Tomēr runa ir par sistēmisku situāciju un ka ir arī sadarbības partneri šajā naudas atmazgāšanā. Turklāt ziņojumā ir teikts, ka uh, eh, FATF, kas ir finanšu darba grupā, Eiropas Savienībā ir nepieciešams runāt vienā balsī, taču tajā nav norādīts uz to, ka ne visas Eiropas Savienības dalība valstis ir finanšu darba grupas locekļi. Tāpēc arī uh, šīm valstīm būtu nepieciešams piedalīties. Paldies! Lielas paldies! Un tagad Alde grupas vārdā Iežaka kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! Sākot ar pirmo skandālu, par ko tika runāts par Lakslīks. Līdz šim brīdim Eiropas parlaments ir bijis finanšu, ir centrālā institūcija, kas ir strādājusi pie jautājumiem, kas ir saistīti ar nodokļu apiešanu. Mums ir vairākas komitejas, kas ir darbojušās šajā jautājumā, arī pana komiteja, un mēs esam uzsvēruši visus šos jautājumus un nākuši klāj ar priekšlikumiem, kā efektīvi var šos jautājumus risināt. Taks 3 komitejas ziņojums ir pēdējais piemērs tam visam. Komitejā tas tika atbalstīts, atbalstīts vēlos pateikties līdzreferentiem, vēlos pateikties ēnu referentiem un pilnīgi visiem kolēģiem, arī mūsu sekretariātām un darbiniekiem. Vēlreiz esam uzsvēruši mūsu ieteikumus Eiropas Savienības līmeņa rīcībai. Komisija mūs ir atbalstījusi, un mēs esam izstrādājuši vairākus labus priekšlikumus. Tomēr dalību valsti šobrīd nedara pietiekami. Padome atkal un atkal nevēlas risināt nodokļu jautājumus. Un ir skaidrs, ka no Eiropas institūciju viedokļa tieši padome ir visvājākais posms. Šai jautājumā nevar panākt ātru progresu. Tik svarīgi, lai arī padomē šie jautājumi tiek atrisināti un panākts labs risinājums. Ja tā nebūs, tad mēs neko nepanāksim, jo savādāk sanāk tā, ka parlaments atkal izmeklēs situāciju, nāks klājā ar priekšlikumiem, bet ja Eiropas Savienības līderi to neatbalstīs, mēs paliksim šajā abortajā lokā. Eiropas Savienības iedzīvotāji ir pelnījuši vairāk. Paldies! Lielas paldies, Iežaka kungs, un tagad aicinu zaļo vārdā viena minūte Skot Kata kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Nodokļu nemaksāšana ļoti būtisks jautājumiem mūsu iedzīvotājiem. Tas veicina nevienlīdzību, sociālo atšķirību. Kāpēc tad līdz ar to mēs neko nepanākam, lai varētu šo jautājumu virzīt uz priekšu? Tas ir tādēļ, ka mums ir arī uh, savas nodokļu paradīzes - apvienotā karaliste, Nīderlanda, Luksemburga un citas valsts. Mums ir nepieciešama sadarbība visā Eiropas Savienībā, lai panāktu šo progresu. Tik labi, ka tagad mums Eiropas parlamentā ir vienotība attiecībā uz to, ka mēs nevēlamies, lai Eiropas Savienībā būtu uh, šādas nodokļu paradīzes, bet zaļie gribētu iet tālāk. Mēs vēlētos, lai būtu minimālās likmes, tā lai individuālās dalība valstis nevarētu vairs ierobežot progresu. Mēs esam gandarīti ar to, ko ir izdarījis šis parlaments, šis sasaukums, līdz ar to uh, jāpanāk arī, lai nākamais sasaukums turpinātu cīņu un izdarītu spiedienu uz padomi. Paldies, un tagad goja grupas vārdā uh, Urban Krespo. Paldies, priekšsēdētāji. Tādējādi ar šo ziņojumu mēs noslēdzam visu sasaukuma darbu, lai varētu tad noteikt, kāds ir trūkums, kādēļ mēs zaudējam tūkstošiem, tūkstošiem uh, miljonu eh, nodokļu nemaksāšanā. Dāmas un kungi, Eiropas eh, Savienība ir uzspiedusi taupību valstu budžetiem, samazinājuši sociālās tiesības ar mantru par to, ka nav naudas un ka tādējādi ir jāsavelk josta. Tikmēr šī pati Eiropas Savienība, kura ir kapitāls Luksemburgā, ir atvieglojuši mm, eh, bagāto cilvēku multinacionālo kompāniju pēļņu. Un nemaz arī nav steiguši, steigušies izmeklēt visu šīs lietas. Nauda astronomiskos apmēros pazūd. Un tad šajā ziņojumā tiek runāts arī par starptautiskiem uh, caurskatāmības noteikumiem. Nu, cik ilgi būs jāgaida, kamēr uh, ka Eiropas Savienība nesodīs Šveici un liks sadarboties tāpat kā citām uh, Eh, nodokļu paradīzēm, cik ilgi būs jāgaida, kamēr Eiropas komisija vērsīsies arī pret Luksemburgu, cik ilgi būs jāgaida, lai tas, ko lemjām šeit parlamentā, nebūtu tikai rekomendācijas, bet būtu saistoša prasība, lai cīnītos pret finanšu noziegumiem nodokļu nemaksāšanas, kamēr nebūs izšķiroši uh, Eh, pasākumi šai jomā, tas viss būs tikai tukšs papīrs, tukši vārdi. Paldies! Tagad lūdzu Koburna kungs FDD grupas vārda. Paldies, priekšsēdētāji! Ir atšķirība starp nodokļu nemaksāšanu, nodokļu apiešanu. Eh, nodokļu apiešana noteikti ir jāaptur. Savukārt, eh, izvairīšanās no nodokļiem tas ir savādāk. To eh, uzņēmumi un cilvēki var izmantot, ja viņi vēlas maksāt mazāku nodoklu. Mēs, mums ir uzņēmumiem pat ir pienākums ierobežot savus daļu turētājus no pārmērīga nodokļa. Savādāk viņi ne, neieguldīs uzņēmumos Runa nav par to, lai varētu tagad pēc iespējas lielākā mērā atvēlēt naudu, lai Eiropas Savienībā, uh, Savienības institūcijās cilvēkiem būtu darbs. Tikai uzņēmumi rada jaunas darba vietas, ne jau birokrāti. Mums ir jāsamazina birokrātija, lai mazi un vidēji uzņēmumi varētu radīt jaunas darba vietas. Tieši tādēļ mūsu maziem uzņēmumiem ir ļoti svarīga loma. Un tā tas nav Francijā, pajautājiet viņiem. Mēs nevaram piekrist tam, kā viņi to dara. Uh, naudas atmazgāšana, protams, ir kaut kas ļoti slikts, bet sasaistīt naudas atmazgāšanu ar terorismu, tā, tā ir tikai uh, tāda uh, tāds veids, kā mēs varam attaisnot savu rīcību. Mums ir jābūt uh, taisnīgiem un jāsaprot, ka mēs nedrīkstam uh, nedrīkstam iejaukties uzņēmuma darbībā. Tieši tādēļ apvienotā karaliste dodas prom, vismaz es ceru, ka tā tas ir. Paldies! Paldies, Koborna kungs, Sosnieša kungs! Pie partijām nepiedarošā vārdā. Vienu minūti ir jums, lūdzu. Šajā ziņojumā vajadzētu teikt tā, ka mēs nevaram piekrist konkurencei un uzlabot uh, nodokļu sistēmu, tas nav tas pats, kas uh, Uh, nu, naudas atmazgāšanu. Šobrīd ir tā, ka tieši valdības ir tās, kas ar to nodarbojas. Valdības ļauj uh, bankām aiz, uh, izsniegt izdevumus par daudz neizdevīgākajiem procentiem nekā viņi saņem. Sanāk tā, ka ne jau nodokļi uh, ir tie, kas uh, līdzvaro situāciju, bet pēc būtības kropļo situāciju. Nodokļi ir kas? Nodokļi ir naudas atņemšana vieniem un došana citiem. Un uh, Tāpēc arī nodokļa nemaksāšana ir uzņēmumu un cilvēku pienākums, lai eh, valdības nevarētu uh, tikt uh, pie šiem līdzekļiem. Uh, jo jūs zināt, ka no vienas puses, protams, mēs varam iztērēt šo naudu, uh, lai varētu atbalstīt skolas, bet tikpat labi var atbalstīt tādiem nevajadzīgiem šī parlamenta ceļojumiem. Paldies! Un tagad aicinu Karasa kungu vienu minūtu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi. Mēs 410 uh, uh priekšlikumus, kas ir saistīti ar izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumiem. Šis ir visbūtiskākais dokuments, kurā mums, par kuru mums ir jābalso. Mēs tagad zinām, kas mums ir vajadzīgs un Eiropas parlamentā mēs esam panākuši lielu vairākumu. Mēs arī komisijā baudam atbalstu. Mēs esam arī panākuši to, lai dalību valstīs būtu ģeopolitiskā griba cīnīties pret to. Un tāpēc es pieprasu, lai dalību valstis lūdzu neļaujiet bloķēt šī jautājuma virzīšanu. Atsakieties no vienbalsīguma tā, lai digitālais nodoklis varētu uh, tikt izveidots, lai būtu arī uh, uzņēmuma ienākuma nodokļa kopēja bāze, lai būtu arī pienākums sniegt ceņojumus, lai mums būtu finanšu darījuma nodoklis. Paldies, Karaskungs, saka priekšsēdētājs, es ļoti atvainojos, bet uh, mums ir jāpieturās pie atvēlētā laika, mums nav daudz laika. Tagad aicinu Tanga kungu divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Un pirmkārt vēlos pateikties vispirms par šo ziņojumu mūsu referentiem Nīdermaniera kungam un Koforda kungam. Lieliski ziņojums tik tiešām. Vēlos arī pateikties komisāram Moskoviča kungam, jo viņš piecus gadus cītīgi ir strādājis un izmantojis visas iespējas, lai nodokļu jautājumi būtu darba kārtībā. Un uh, jums ir sanācis. Paldies! Un tad ir jautājums, par kur ir jārunā. Tas ir tas, ka ir arvien lielāka nevienlīdzība, un nodokļu nemaksāšana to tikai veicina. Tas nozīmē, ka aptuveni 1% uh, bagātie var nemaksāt par to, lai uh, būtu skolas, lai būtu veselības aprūpe. Par to viņi nemaksā, bet liek maksāt atlikušajiem 99%, kas nesaņem tik daudz, Eiropas Savienībai šis jautājums ir jārisina. Mums ir nepieciešama struktūrāla reforma uzņēmumu ienākumu nodoklī. Un uh, Eiropas komisija to ir piedāvājusi, Eiropas parlaments to ir atbalstījis, un tagad mums ir nepieciešams runāt par šiem jautājumiem SAO ietvaros un uh, citos starptautiskos fórumos, tā lai peļņas uh, aplikšana ar nodokli būtu iespējama, nevis peļņas pārvirzīšana. Uh, Vēl viena lieta. Vismaz piecas dalību valstis ir pēc savas būtības nodokļu paradīzes. Un tas nozīmē, ka citām Eiropas Savienības dalību valstīm uh, ir uh, neizdevīgāki nosacījumi. Tagad ir īstais brīdis saukt lietas īstajā vārdā. Luksemburga, Īrija, Malta, Kipra ir uh, Eiropas Savienības nodokļu paradīzes. Mēs tagad jau esam uzskaitījuši visu nodokļu paradīzi, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Tāpēc jābūt konsekventiem un Eiropas Savienībā iekšēnē esošās nodokļu paradīzes arī jānosauc vārdā. Tāpēc arī atbalstīsim 96. grozījumu rīt. Paldies, Tanka kungs! Koberna kungs gribētu jums uzdot zilās kartītes jautājumu, tad lūdzu, Koberna kungs. Paldies, Tanka kungs! Jūs, jūs redzējāt uh, zi, uh, dzelteno vestu uh, uh, protestus. Un nav jau tā, ka tikai bagātie nemaksā. Pēc būtības pārāk daudz naudas tiek iztērēts dažādās schēmās, un tie, kuriem šī nauda tiešām ir vajadzīga, viņi to nesaņem, viņiem nav uh, darba vietu. Mums ir nepieciešama patiesi atvērta ekonomika, lai vispār būtu darba vietas, un jāveicina uzņēmumu darbība, un jūs priekšlikums galīgi nepalīdzēs. Es, es centos jūsu vārdos saskatīt jautājumu, bet lūdzu, Tanga kungs, jūs varat atbildēt. Pieminēšu vienu piemēru. Paradīzes dokumentos runāts par Nike uzņēmumu, kas atrodas Nīderlandē. 33% no nodokļiem 2007. gadā tika samaksāti. 2017. gadā bija tikai 13%. Krīzes laikā viņi ir samazinājuši nodokļu bāzi. Viņi, jā, tik tiešām dzeltenās vestes noteikti atbalstītu šo ideju, jo sanāk tā, ka tieši tie, kuri jau ir bagāti, viņi gūs vislielāko labumu. Paldies, un tagad lūdzu Rohanen Lernenes kundze jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Taks 3 komitejā mēs esam saņēmuši ļoti daudz jaunas informācijas par ekonomiskiem noziegumiem, nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļiem. Un mēs esam runājuši arī par uh, skandāliem tādiem kā Danske Bank, Igaunijā skandāli. 200 miljārdi tika atmazgāti. Uh, Lielākoties šī informācija pie mums nonāk no uh, trauksmes cēlājiem, tāpēc ir nepieciešams viņus aizsargāt. Un ļoti bieži bankas nav sevišķi interesētas tajā, lai situāciju kontrolētu. Piemēram, ja kādam ir ļoti liels naudas summas, bankas ne visos gadījumos kontrolē komitejā, kas darbosies nākamajā sasaukumā, noteikti varēs turpināt darbu un ir skaidrs, ņemot vērā pašu pēdējo skandālu, ir tas, ka šis naudas atmazgāšanas veids, ko izmantoja Krievijas uzņēmēji, lai atmazgātu naudas ar Eiropas Savienības bankām. Žalīga kundze, lūdzu. Pēc dažām nedēļām es vairs nebūšu Eiropas parlamenta deputāte. Eh, desmit gadus pēc cīņas par taisnīgu nodokļu sistēmu. Un tad, nu jā, esmu gan apmierināta, bet man ir arī rūgtums un arī vēlme nākotnē. Esmu apmierināta par to, ka pēc desmit gadiem uh, Pateicoties brīdinātājiem un arī komisijas izmeklējumiem par uh, nodokļu nemaksāšanu, pateicoties izcilajiem referentiem zaļo prasībai pēc lielākas caurskatāmības un nodokļu sadarbības, kā tam piekritēs vien vairāk Eiropas parlamenta deputātu. Mūsu idejas ir uzvarējušas un par to ļoti priecājos. Mans rūgtums ir saistīts ar politiskās gribas trūkumu, lai idejas pārvērstu rīcībā. Lai varētu īstenot nepieciešamās reformas, kā piemēram takseši un ziņojums par katru valsti atsevišķi. Un nākotnē es ceru, ka pilsoņi izmanto savu milzīgo varu, lai tad arī jo varētu likt pie atbildības politiķus, lai nodokļu taisnīgums būtu Eiropas projekta centrā un lai tā kļūtu par realitāti. Paldies, Kātīgums, minūti. Chairman. Priekšsēdētāji. Nacionālo parlamentu tiesības aizsargāt savu valstu nodokļu sistēmas, šis, šīs tiesības ir jāsaglabā. Nedrīkstam atteikties no neatkarības nodokļu jautājumos. Tā pašā laikā nacionālajiem parlamentiem ir nepieciešams cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu. Šajā ziņojumā ir teikts, ka Eiropas parlaments uzklausa Eiropas Savienības iedzīvotāju bāžas par uh, nodokļu nemaksāšanu. Te pašā laikā mums ir jāpasaka, ka valdi ne visas valdības klausās. Mēs tagad runājam par jaunām struktūrām, kas ir izveidota, lai varētu nemaksāt 2,5 miljārdus uh, eiro īrijas. Uh, īrijas budžetā, tas ir kopš 2015. gada, tiek izmantota dažāda veida uh, pamatlīdzekļu uh, sadalīšanā un pārvirzīšanā, un šādā veidā tiek pārkāptas īrijas tiesības. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams to uh, izmeklēt, un komisija ir nepieciešams pārbaudīt, vai šāda uh, budžeta atbalsta uh, piešķiršana ir pamatota. Tagad Funtulis kungs, vienu minūtu. Paldies priekšsēdētāji! Visiem! Ir jāsaprot, kā darbojas iekšējais tirgus. Mēs esam daudz informācijas saņēmuši no Panāna, Panāmas dokumentiem, no visiem citiem dokumentiem, un tas viss pierāda, ka problēma ir ļoti nopietna. Mēs nevaram uzturēt iekšējo tirgu, kamēr pastāv atšķirīgas nodokļu sistēmas dalību valstīs. Līdz ar to rodas iespēja nemaksāt nodokļus. Bet tas nozīmē, ka ar nodokļu privilēģijām vairs netiek piešķirtas īpašas tiesības dažām valstīm. Un mēs esam vienīgā Eiropas Savienības ievēlēta institūcija, kurai ir pienākums šos jautājumus izskatīt un nakt klājā ar priekšlikumiem. Vēlos visiem mums atgādināt, ka mums ir jāpalīdz mūsu iedzīvotājiem Sandra Kunze. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Darbs, kas tiek paveikts TAX 3, ir ļoti spēcīgs signāls pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tas norāda uz ļoti spēcīgu Eiropas parlamenta deputātu gribu un apņemšanos apkarot naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un apkarot visus finanšu skandālus. Taču tagad o, m, jārīkojas ar dalību valstīm. Un šeit ir ļoti būtiski, lai Tur būtu daudz lielāka politiskā ambīcija arī nākamajā sasaukumā, lai Eiropas parlamenta priekšlikumi varētu būt arī piemērs un pamats turpmākam darbam. Kas tālāk ir jādara? Ir jāstrādā pie harmonizācijas, pie uzņēmuma nodokļu bāzes, jāapkaro krāpšanās ar PVN un arī digitālai uzņēmumi jāpliek ar nodokļiem. Dalību valstīm ir arī jāuzņemas atbildība un Ir ļoti svarīgi pāriet uz kvalificēto vairākumu balsojumā par nodokļu jautājumiem. Tas ir vienīgais noteikums, lai būtu lielāks taisnīgums nodokļu jomā. Paldies, un tagad Sankungs. Ziņojums par pasākumiem, kas ir saistīti ar cīņu pret uh, izvairīšanos no nodokļu nomaksāšanas. Šis uh, ziņojums tomēr nav veiksmīgs. Diemžēl tie ir dažāda veidā. Uh, apsūdzības, kas netika pārbaudītas. Un ir arī atsaucas uz noziegumiem, ir arī mēs varam redzēt subjektīvu attieksmi pret mazām dalību valstīm. Piemēram, ir īpaši uzsvērta banka Maltijā, bet savukārt banka Vācijā netiek īpaši pieminēta, taču ir dažāda veida noziedznieki, kas darbojas visās valstīs. Un Tāpēc arī nodokļu harmonizācija, kas tiek piedāvāta šeit, e, manuprāt, nav atbalstāma, jo vienīgais veids, kā mazām ekonomikām attīstīties, ir piedāvāt elastīgāku nodokļu sistēmu. Mēs tagad tiekam izspiesti, un tagad ir nodokļu populisms vēlreiz. Teikšu, ka šis ziņojums pēc būtības ir nekorekts. Paldies, tagad Gomešas kundze, ka gribētu jums uzdot zilās kartītes jautājumu. Sanda kungs. Gomešas kundze vēlētos uzdot jums zilās kartītes jautājumu. Gomešas kundze. Yes. Totally disagree. es nekādā gadījumā nevaru jums piekrist, Desant kungs. Um, ko jūs esat darījuši, lai izvairītos nāk, ka jūsu valsts Malta kļūst par šādu nodokļu paradīzi? Uh, Un kā jūs esat cīnījušies pret šo organizēto noziedzību? Nerunāju tikai par finanšu noziedzību, bet arī cīņu pret terorismu. Ko esat darījis jūs, lai vērstos pret šo elektronisko azartspēļu izvēršanos un tā tālāk visi šie Panamas dokumentu atklātie noziegumi? Pagājuši divi gadi kopš tā brīža jūs, jo jūsu partija joprojām ir pie valdības varas grožiem. Ko esat darījis jūs, lai pret to visu vērstos? Santa kungs lūdzu priekšādātāji varu tikai un vienīgi nolasīt visu, ko es jau nu patās teicu. Diemžēl šai ziņojumā tiek ņemtas ļoti burtiski visas šīs apsūdzības un aizdomas. Viņa šīs visas apsūdzības tagad savā pasaules uzskatos uh, sasaista ar kaut kādu noziedzību. Nē, tādā veidā nopietni parlamentārieši ne, nestrādā. Paldies, nākamais runātājs uz vienu minūtu Svens Gigolds. Pēdējos piecos gados Šeit esam eh, organizējuši četras dažādas īpašās un izmeklēšanas komitejas, lai strādātu pie dažādiem ar nodokļiem saistītiem jautājumiem. Uh, Un tā visa rezultātā šajos piecos gados ir bijis vairāk soļus priekš cīņā pret naudu atmazgāšanu un finanšu noziegumiem, kā tas ir noticis pēdējos 20 gados kopā Eiropas Savienībā. Un tomēr svarīgi priekšlikumi, ar ko nāk klajā Eiropas komisija, šobrīd tiek bloķēti padomē. To dara dalību valstis. Man tas ārkārtīgi sadusmo. Kāds var būt, ka šī lielā koalīcija arī Vācijā turklāt tam te pieliek savu roku un vēršas pret šo digitālo nodokļu sistēmu un ne nespēcina nodokļu pārskatāmību, piemēram, domājot par to, lai lielie koncerni arī godīgi nomaksā nodokļus. Ir pienācis laiks beidzot šo blokādi pret nodokļu taisnīgumu atcelt. Un tā arī jābūt mm, tam, šim jautājumam jābūt tematizētam arī šajās gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Par to jāspēj runāt. Un turklāt sociāldemokrātos, kristīgos demokrātos un liberāļu partijā visas šī, šīs jomas būtu jāatbloķē. To nevaram pieļaut, ka tāds turpinās. Jums vēls uzdod zilā skatīts jautājumu, Tomas Mans, vai piekrītat atbildēt uz to? Jā, lūdzu, tad lūdzu jums vārds. Paldies! Es arī darbojos šajās trīs takse komitejās un tāpat arī pana komite, izmeklēšanas komitejā un priecājos arī par to, ko panāca šī trauksmes cēlēji. Un tomēr mans jautājums par to, kāpēc tad šīs dalībvalsts ir tik maz pavirzījušās uz priekšu šie finanšu ministri, viņi šķiet tad neseko partiju norādēm vai ne tā, mums taču vajadzētu rūpēties par to. Uh, lai šīs eh, iespējas dalību valstīs eh, arī tiek ņemtas vērā un šīs eh, idejas tieši tāpat. Gīgold kungs lūdzu. Godātais kolēģi, man nu, pirmām kārtām es gribētu teikt, ka man ārkārtīgi skumji, ka jūs nepiedalīsieties vairs Eiropas parlamenta vēlēšanās. Man vienmēr licies, ka jūs esat tāds uzticams eh, cilvēks, kas iestājies par Eiropas eh, kopējo sadarbību. Kāpēc dalībvalstis eh, ne, nerīkojas? Nu, tāpēc, ka ir tādas mazās dalībvalstis, kurām tīri ekonomiski ir intereses mm, vinnēt kaut ko tautsēmniecības kontekstā, piedāvājot zemus liedu, nodokļus. Un tas kaitē kopējiem iekšējiem tirgus un, tirgumu, un tas nav pieņemams. Citās dalībvalstis dalību valstīs savukārt ir tā, ka ir kaut kāda veida ideoloģiski iemesli. Tad, kad šo darbu aizsākām, vēl ļoti runātais tiek pārtraukts, mm, priekšādātājs turpina. Nākamais runātājs ir Devana kungs uz vienu minūti. Ja, dank, Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi! Visi šie nodokļu skandāli pēdējos gados ir ļoti labi parādījuši, cik vienkārši iztēles bagāti ir visi šie noziedzīgie spēki, koncerni un bankas un tā tālāk, lai ko tik visu viņi nav gatavi darīt, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas un nedotu valstī šos godīgi nopelnītos nodokļus. Un Eiropas Savienības dalībvalstīs simtiem miljonu eiro šādi iet zudībā, par to jau tika runāts. Šī, šo naudu varētu ieguldīt veselības aprūpas sistēmā un tā tālāk. Eiropiešiem ir vajadzīga, no, vajadzīgs nodokļu notiktu taisnīgums, un tāpēc steidzami ir vajadzīgs tāds parlaments, kas būtu pietiekami spēcīgs un varētu iestāties par šiem demokrātiskiem instrumentiem un cīnīties par šādu nodokļu netaisnīgumu, un tāpēc ir vajadzīgs arī izveidot pastāvīgu struktūru, kas šai parlamentā ar to varētu nodarboties, cīnoties par šādu veidu finanšu noziegumiem. Bet pirmām kārtām ir vajadzīga politiska griba izveidot šo minimālo nodokļu likmi, atbalstīt nepieciešams trauksmes cēlējus un jāveido arī pa valstīm sagatavojamie pārskati, un tas viss jāatbalsta balsojumā balsojumā. Paldies, paldies, kolēģi! Gribu jūs informēt, ka ar šiem pašreizējiem tikai vēl došu vārdu Sosņērts kungam. Tas ir pēdējais zilās kartīts jautājums, ko atļausim, tāpēc, ka laiku esam jau iekavējuši. Un, un tā mm, Sosņērts kungs vēlas uzdot zilās kartīts jautājumu, vai jūs pieņemat to? Jā, lūdzu, Sosņērts kungs, jums pusminūti jautājumu uzdošanai, bet tas būs pēdējais zilās kartīts jautājums šovakar. Paģau, pamus, pre... Jūs runājat par to, ka nepieciešams nodokļu taisnīgums. Ir tais, viena taisnīga sistēma. Es paturu to, ko es esmu nopelnījis, un jūs paturat to, ko jūs esat nopelnījis. Kāpēc jūsuprāt būtu nepieciešams raknēties pa iedzīvotāju kabatām un kaut ko ņemt? Please. Godātais kolēģi, protams, ka nodokļu taisnīgums ir tāda koncepcija, ko jūs acīm redzot skatāt pavisam citādi nekā es, un tomēr pašos pamatos ir tā, ka uzņēmumi var uz nodokļiem ietaupīt un apiet šos nodokļus, un tāpēc ir vajadzīga šī efektīvā minimālā nodokļu likme, kas ļauj nodrošināt sabiedrisko labumu, izlīdzināt to starp visiem, un, tad, protams, ka nodokļu taisnīgums ar to visu ir saistīts. Vēlamies nodrošināt taisnīgas attīstības iespējas visiem šeit Eiropas Savienībā, šai sabiedrībā un dalību valstīs. Paldies! Lies paldies! Nākamais runātājs vēl Franks Sančes. Paldies, priekšsēdētāji komisāri, kungs, dāmas, kungi, deputāti. Vispirms pateicos darba uh, ziņot referentiem, kas ir paveikuši savu darbu arī. Uh, Pateicos arī komisāru kungam un arī ministru uzņēmumu nākuši klajā ar dažādiem rekomendācijām nacionālā Eiropas starptautiskā līmenī, lai varētu apkarot nodokļu nemaksāšanu, lai varētu vienkāršot arī uzņēmumu nodokļu sistēmu un lai varētu stiprināt divas jomas, kas ir īpaši svarīgas šodien. Uh, un par ko nav strādājušas iepriekšējās komitejas, un te runāja par digitālo nodokļu sistēmu un arī krāpniecību ar PVN. Ir viens jautājums, ko grib izcelt priekšētāja kungs sadarbības ar dalību valstīm šajā jomā. Ir bijusi pārsteidzoši neefektīva. Tekstā tiek teikts, ka sadarbībā bija ārkārtīgi liels trūkumi, tā bija ļoti lēna. Un te ir jāņem tas vērā, skaidri ir astronomiski, kā teica komisāra kungs, mums ir jācīnās sākot jau ar sadarbības ar dalību valstīm. Paldies priekšsēdētē. Uh, Paldies vēl Franks kungam. Nākamā rundā Jāna Gobeša uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētē. Mēs taču zinām, Kipra Nīderlanda, Luksemburga un visas šīs citas valstis, viņas ir nodokļu paradīzes, tāds patvērums tiem, kas nevēlas maksāt nodokļus, un valdības būtiski kā prostitūtas izved, iz, uzvedas pārdodot eh, šādu veidu zemu nodokļu eh, sistēmas piedāvājumus, un tā rezultātā netiek, nav, nepietiek līdzekļu skolām, veselības aprūpas sistēmai bet visi šie lielie multinacionālie uzņēmumi visu to bāž savās kabatās. Nē, un visi šie ministri attiecīgi turpina šo sacensību uz to zemāko kopsaucēju, kas novedīs pie tā, ka nodokļi vispār netiek maksāti, un visas šīs noziedzīgās institūcijas savukārt tikai plauks un zels. Mums ir vajadzīga atbilstīga likumi nodokļu jomā, jācīnās pret nodokļu, pret naudas atmazgāšanu. Uh, un jāspēj izveidot arī šis konsolidētais uzņēmuma ienākuma nodokļu bāzes um, rādītājs. Paldies. Nākamais runātājs - Kāsas kungs uz vienu minūti. Priekšādātāji, paldies. Mūsu pienākums ir aizstāvēt mūsu pilsoņus. Un tāpēc vienmēr, vienmēr esmu iestājies pret to, ka vara, pie varas esošie to ļaunprātīgi izmanto savā labā. Un līdz ar to, piemēram, kaut kādi valdības pārstāvi, nu, neņemot vērā pilsoņu intereses, kaut ko bāž savās kabatās. Tas nav pieļaujams. Mums pirmām kārtām jāņem iedzīvotāji intereses. Mums viņi ir jāpasargā no visiem šiem problēmu jautājumiem. Un šis ziņojums, manuprāt, ir ļoti labs. Tāpat laikā mums jāizturas konsekventi. konsekventi šie kreisās puses priekšlikumi šķiet nav īpaši saprātīgi. Tādiem mēs nevaram piekrist, jo to mērķis ir tikai viens. Tas nozīmē ierobežot mūsu pašu lēmumus attiecībā uz nodokļu sistēmu. Es esmu gatavs dienu un nakti cīnīties pret korupciju, bet ar tieši tādu pašu enerģiju cīnīšos pret tiem priekšlikumiem, kas negatīvi ietekmēs nodarbinātību virknē dalību valstu, tostarp Maltā un citur. Es aizstāvēju dalībvalstu suverenitāti, es aizstāvu dalībvalstu suverenitāti nodokļu pieņemšanas jomā un turpināšu to darīt. Paldies! Tālāk Pēters Simons uz vienu minūti. Gadā eh, fozits. Pre, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Pieci gadi. Tik tālu sociāldemokrātija Uh, es sociāldemokrāts esmu strādājis uh, gan izmeklēšanas komitejā, gan arī uh, taksi komitejā, taks 2 un taks 3. Esmu to vadījis, un mēs daudzās jautājumos esam regulatīvi panākuši progresu, un cevišķi ar Moskoviča kunga palīdzību, kurš komisijā ir bijis mūsu partneris mēs varam tiešām kopā sadarboties, lai panāktu lielāku uh, nodokļu taisnīgumu Eiropā un lai varētu tik tiešām cīnīties uh, pret uh, nodokļu nemaksāšanu un atmazgāšanu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas, kas ir uh, iekļaut šajā ziņojumā, lai mēs uh, aicinātu veidot uh, pastāvīgās struktūras, un mēs parlamentā esam to ieteikuši. Jābūt absolūtai skaidrībai, ka mums ir jāsadarbojas uh, plašāk, ne tikai vienas komitejas ietveros, un jāskatās, ko citi dara. Piemēram, monetāro lietu komiteja. Viņi skatās mazliet savādāk uz lietām nekā, piemēram, Anna Gomeša, kas darbojas citā komitejā. Priekšsēdētais runātāja pārtrauc, ļoti atvainojiet, bet jūs uh, jau esat iztērējis visu laiku. Un tagad aicinu Heis kundzi vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau esam šajā diskusijā runājuši, ka mums ir uh, likumu kopiena un uh, likumos ir skaidri teikts, ka nodokļos ir jāievēro uh, vienprātība. Tas ir tādēļ, lai mazas dalībvalstis nebūtu uh, nevienlīdzīgā pozīcijā salīdzinot ar uh, lielākām dalību valstīm, kurām ir uh, lielāks iedzīvotājs skaits. Te pašā laikā es nevēlos teikt, ka mēs neesam panākuši progresu. Piemēram, SAO BEPS procesā mēs esam panākuši daudz, arī runājot par atsevišķu valstu ziņojumiem, jautājumos par sadarbību starp valstu ieņēmumu dienestiem. Mēs esam panākuši progresu. Te pašā laikā mums nav pietiekama vairākuma. Uh, respektīvi vienbalsīguma padomē jautājumos, kas saistīti ar nodokļu bāzi, ar digitālo nodokli. Šāda šobrīd ir realitāte, tāpēc ir jāmaina taktika. Komisija varētu tagad atlasīt vislabākās prakses ar konkrētiem ieteikumiem. Viņi varētu atlasīt šīs paraugu prakses, izmērīt šīs paraugu prakses, aprakstīt šīs paraugu prakses un šādā veidā veicināt progresu. Paldies, kolēģi! Radeva kungs, viena minūte ir jums lūdzu. Dāmas un kungi, pēdējo gadu skandāli, kā piemēram Panāmas dokumenti, Lakslīks un citi skandāli, uh, parāda, ka starp caur Eiropas Savienības ban bankām miljārdiem eiro tika atmazgāti, neskatoties uz to, ka mums ir strikti noteikumi, joprojām ir nepieciešams cīnīties pret uh, naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no nodokļiem un nodokļu apiešanu. Taks 3 komitejas ziņojumā ir vairāki ieteikumi un ļoti konkrēti priekšlikumi, kas palīdzēs izveidot Eiropas finanšu policiju. Mēs nevaram pieļaut, ka dalību valstīs nenotiek informācijas apmaiņa. Mums ir jāmainās šī uh, neziņošanas kultūra ir svarīga direktīva par finanšu informācijas apmaiņu, par ko tika jau runāts šajā gadā, un arī sadarbību starp finanšu izmeklēšanas vienībām. Es ceru, ka nākamajā likumdošanas pārskatīšanā tiek iekļauta informācijas apmaiņa kā obligāts pasākums un būs arī konkrēti uh, ierobežojumu attiecībā uz to, cik ilgi tas var notikt. Tagad mums ir brīvais mikrofons, ļoti daudz deputāti ir pieteikušies, tāpēc arī es pieskatīšu, lai jūs uh, tikai vienu minūti runātu, un tagad sāksim ar Zdrojevska kungu. Vēlos, uh, lai mums nebūtu tāda sajūta, ka ir tik labi, ka mums jau ir uh, dokuments, kas ir sagatavots. Vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka arī šajā diskusijā, šajā debatē mēs varējām redzēt arī uh, tā tas ir bijis strādājot pie šī dokumenta, bija ļoti daudzos gadījumos tāda kompromisa ne, un arī tāda piekrišana, nevis tiešām pozitīva atbalstīšana. Vēlos runāt par četrām problēmām, par ko jau tika runāts. Tie ir tās zelta vīzas un lielas problēmas. Otrakārt, ieviešanas procedūras, kas pārāk brīvas. Otrakārt, ir, no, ir noteikumu trūkumi un to izmantošana. Uh, nav tā, ka runa ir par to, ka mums ir pārāk maz noteikumu, bet ir jābūt konsekventiem, lai mēs censtos panākt tādu vienošanos, kas būs patiesi efektīvi. Paldies! Un tagad es aicinu Kaputo kungu. Vienu minūtu. Grazie. Grazie, presidente. Paldies, paldies priekšsēdētāji, īpašais finanšu noziegumu komiteja. Es atbild arī par nodokļu nemaksāšanas jautājumiem. Mums sniedz uh, ļoti uh, skaidru ziņojumu bez kompromisiem. Eiropas Savienībā ir liela problēma ar naudas atmazgāšanu un uh, nodokļu krāpniecību. Valstis nav darījušas pietiekam, lai varētu mazināt trūkumus. Gluži pretēji valstis paudušas uh, gribas trūkumu, lai apkarotu finanšu noziegumus nodokļu nemaksāšanu, bloķējot tādus noteikumus, kas prasīja izveidot kopīgu apliekamo uh, nodokļu bāzi digitālajā ekonomikā. Komisija arī nepiedāvāja reformu, lai varētu pielikt punktu šādai valstu rīcībai. Septiņas valsts - Luksemburga, Beļģija, Kīpra, Ungārija, Irija, Malta, Nīderlande rīkojas un uzvedas kā nodokļu paradīzes. Tā ir tāda situācija, kas nevar vairs ilgt. Eiropola vara ierobežota, viņi vairāk koordinē nacionālo spēku darbu. Tad, kad nu, tie, šie spēki ir gatavi vispār sadarboties, ir nepieciešams rīkoties Eiropas līmenī, lai būtu attiecīga izmeklēšanas iestāde. Paldies! Señoría, yo creo que el Parlamento. Origi. Jā, paldies, Eiropas parlaments ir paveicis šeit lielisku darbu, arī pateicos Moskovisī kungam. Ir tiešām Eiropas, Eiropas Savienībā sabiedrība sadrauc pār nodokļu jautājumu un par to, kas notiek Eiropas Savienībā. Ir divas lietas, kas mums ir jānosoda. Vispirms. Uh, Es uzskatu, ka sadarbība starp valstīm nav pietiekama, godīgi sakot, uzskatu, ka mums ir jāizvairās no tā, lai valstis savā starpā vienkārši nodara fiskālo kaitējumu. Ir valstis, kas ļaunprātīgi un kaunpilni izmanto nodokļu priekšrocības, ko viņi piešķir kādām valstīm, no, kādiem uzņēmumiem, nodara kaitējumu citām valstīm. Mēs esam iekšējā tirgu un to nevar pieļaut. Un otrkārt, ir jābūt, vien, runājot par šo vienprātības noteikumu, vienprātība ir veto tiesības valstīm, kas nevēlas uh, te, šādu situāciju. Jā, mums tas ir jālabo ar pārējais klauzulu, bet ir arī jābūt vienotībai padomē. Tāpēc ir jāstrādā līgumu ietvaros. Paldies, Tomašič kundze. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Pitanje trebamo li se boriti protiv financijskog kriminala? Paldies. Tātad par cīņu pret finanšu noziegumiem, par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, bet mēs zinām, ka ir jācīnās pret to, bet kā cīnīties efektīvi, nenodot kaitējumu investīcijām, klimata izmaiņām un lai arī ekonomika nenoietu. Um, Pagrīdē tiek piedāvāts izveidot pārnacionāls jaunas iestādes. Domāju, ka nevajag to darīt, jo uh, ir optimāla sadarbība starp valstu administrācijām. Diezin vai jaunas instances būs pievienotā vērtība, drīzāk sloks ir jāuzlabo sadarbības starp dalību valstīm. Es arī uzskatu, ka šis aicinājums uz eh, nodokļu likmi harmonizāciju, PVN likmes harmonizāciju, tā nav laba lieta. Nodokļu sistēma harmonizācija. That's līmenī būtu labāk nekā Eiropas Savienības līmenī. Apkarojot krāpniecību, mēs varētu veicināt izaugsmī, nodarbinātību un investēt uh, klimatā. Vordas kundze tālāk uz vienu minūti. Atšķirībā no daudziem citiem, viens otrs lielo biznesu vadītājs neuzskata, ka viņiem vajadzētu maksāt savu godīgo nodokļu daļu. Šajā ziņojumā mēs uzsveram to, cik lielā mērā un cik liela starptautiska dimensija piemīč šai problēmai. Un tāpēc ārkārtīgi skumji, kad redzam, ka Tereza Meija nodarbojas ar pilnīgi kaut ko citu, darbojas ar Brexit un tā tālāk. Bet to dara laikā, kad Eiropas Savienībā vajadzētu uzņemties līderību cīņā pret finanšu noziegumiem. Mani vēlētāji ir noguruši no visiem šiem ļaunprātīgajām biznesa praksēm. Viņi, kas atstāja kases, valsts kases tukšas un kas neļauj sabiedriskiem pakalpojumiem nodrošināt atbilstīgo eh, apjomu. Uh, Tas, ietekm, tas, protams, saistīts arī tālāk ar finanšu noziedzību. Šīs problēmas visvairāk uz savas ādas izzūt uh, eh, visnabadzīgākiem mūsu sabiedrībā, bet konservatīvo partija vienmēr ir rūpējusies par savējiem, par banķieriem, par lieliem uzņēmumiem, par visiem, kuriem ir nauda un kuri grib tikai vēl vairāk naudas. Un tāpēc arī ir šis broksets, tie ir šie uh, labējo spēku rīcība par labu labējiem spēkiem, lai viņi varētu kļūt par ārzonas nodokļu paradīzi, vērties pret visu šāda veida noteikumiem. Nu, tas tiešām būs, manuprāt, tikai tāds starta signāls sacensībai uz zemāko kopsācēju jūtas un kungs uz vienu minūti. Jā, paldies! Šajā ziņojumā ir ļoti daudz pasākumu, lai apkarotu uh, nodokļu nemaksāšanu. Bija daudz, ka esam šeit strādājuši Eiropas parlamentā šai sasaukumā, esam tiešām progresējuši. Un tagad padome ir jāatbloķē ļoti daudz lietas, ko pie esam pieņēmuši šeit, īpaši jau, lai izveidotu kopīgu uzņēmumu nodokļu aplikšanas bāzi, kas tiešām būtu svarīgs solis uz priekšu. Jāteic, ka. Kā... Rītdien arī mēs runāsim par ļoti svarīgiem jautājumiem, arī par šiem zelta vīzu atcelšanu. Tad arī nosodīsim šo negatīvo tendenci par to, ka nepārtraukti arī tiek samazināts nodokļu likmes dažādās valstīs. Daži te neredz šo tendenci, un arī, piemēram, Pablo Kasado vēlas par 20 uh, punktiem samazināt šo uzņēmumu uh, nodokli, un tā ir ļoti negatīva tendence, un es ceru, ka rītdien šo ziņojumu ar lielu vairākumu atbalstīsim. Paldies, Beņos. Nākamā runātāja Benovs kundze. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisār, kolegyňa. Lielas paldies priekšādātāji, komisār kungs, kolēģi nodokļu apiešana, izvairīšanās no nodokļiem, nodokļu paradīzes Tas viss ļoti būtiski ietekmē tautsēmniecību un sabiedrību, ne tikai ekonomiski, bet arī citādi. Tas dod pamatu tālākai ekstrēmisma zelšanai. Un, protams, ka lielās korporācijas arī izmanto šos trīs instrumentus, lai gūtu vienkārši milzīgu peļņu, par ko tika arī šeit runāts. Un tam visam pretstatā šī vidusšķira, kas pamazām novājinās arvien vairāk nabadzīgo uh, Um, šādi pretstati un šādi, mm, šādas atšķirības nav pieļaujamas, nē. Mums jācīnās par taisnīgu nodokļu sistēmu. Pirmām kārtām jāaizliedz visu šo čaulu kompāniju līdzdalību partiju finansējumā, un arī šīs nodokļu paradīzes ir jāver ciet. Nedrīkstam mēs nodokļu politikā pieļaut šādas priekšrocības arī lielajām korporācijām, lai tās varētu izvalī, izvairīties no nodokļiem. Nākamais runātājs Solēkungs. Čemen. Priekšsādātāji, paldies! Mēs savā grupā esam pilnīgi pārliecināti, ka nodokļu taisnīgums ir ārkārtīgi svarīgi, jācīnās pret nodokļu apiešanu, izvairīšanos no nodokļiem, un pašos pamatos tas ir labs ziņojums, par kas ir mūsu priekšā. Bet jāsaka, tāpat laikā realitāte ir tāda, ka ļoti daudz vēl kas jādara, lai panāktu pārskatāmu un taisnīgu nodokļu sistēmu Eiropas Savienībā. Un tas, ka virzības priekšā tik lēna, nozīmē to, ka dalība valsts joprojām īsteno agresīvu nodokļu plānošanu, īstenot dažādu veidu schēmas, kas turklāt vēl piedāvām padartās par nodokļu paradīzēm. Ja runājam par uzņēmumu ienākumu nodokļiem, tad jāsaka, nereti tie noteikti, noteikti tik zemi, ka tas apdraud sabiedrības intereses. Dalībvalstīm būtu jārīkojas, jāpieņem atbilstīgi nodokļu tiesību akti, lai vērstos pret šāda veida jautājumiem. Turklāt vajadzētu domāt arī par digitālo nodokli un uh, ieteikumiem, uh, kas sagatavot katrai dalību valstī. Mums ir jāatsakās arī no vienprātības balsojuma padomā un jā, padomē un jāiet uz kvalificēto vairākumu. Turklāt šis, šim parlamentam vajadzētu būt ne tikai atzinumu sniedzējiem, bet gan arī līdzlēmējiem nodokļu jomās. Nākamā runātāja Berža kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Ziņojums, ko mēs pieņemsim, sniedz uh, un pieliek punktu ļoti konstantam, saskanīgam darbam, ko veicām šeit Eiropas parlamentā šajā sasaukumā pēc sabiedrības. Uh, aicinājuma, bet arī tādēļ, ka mūs motivēja vairāki skandāli eh, kas notika arī šī sasaukuma laikā. Šī ir arī ceļa kārta nākamajam Eiropas parlamentam, jo tur ir ļoti daudz vērtīgu rekomendāciju. Cerams, ka arī tās tiks iekļautas, izveidojot pārstāvīgu apakškomiteju. Tas ļauj arī novest pie uh, vienošanās, lai izbeigtu šī zelta vīzas. Uh, un arī, lai uzlabotu koordināciju cīņā pret nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju Eiropas Savienībā. Ar Eiropas Savienībā situācija ir jāuzlabo, kā jau kolēģi teica pirms manis. Mums ir jāsauc lietas īstajos vārdos, ir Eiropas Savienībā valstis, kas ir uzskatāms par nodokļu paradīzi. Šī realitāte ir jāsauc kā tāda, un tad arī ir jāparedz minimālā likme nodoklim uzņēmumiem. Runātāji tiek pārtraukti. Pēdējais runātājs brīvā mikrofona ietvaros bija Viegas kungs. Eh, eh, Lielas paldies! Nodokļu krāpšanās un izvairīšanās no nodokļiem maksā dalībvalstīm triljonu eiro katru gadu un šī līdzekļa nenonāk valsts kasē. Tas ir budžets, kas varētu palīdzēt uh, izglītības sistēmām, veselības aprūpas sistēmai dalību valstīs. Turklāt arī PVN krāpšana um, norisinās pie, tiek piekopta ļoti plaši Eiropas Savienībā. Un tāpēc mums jāsauc lietas īstajos vārdos. Vēl ļoti daudz, kas jādara, lai harmonizētu nodokļu sistēmas, nu, kas ir nodokļu par, paradīzēm. Uh, ir jābūt ļoti pārskatāmai nodokļu iekasēšanas sistēmai un informācijas sniegšanas sistēmai. Nedrīkstam vairs atstāt šo svēto govi savā vaļā, respektīvi, piemēram, šo kapitālu pārvietošanas principu, lai ietaupītu uz nodokļiem. Šī agresīvā nodokļu plānošana pat par sevi ir ļoti asociāla, kapitalistiska, un tā, tādējādā veidā pieļauj šo milzīgo korporāciju dominanci pār, pār visiem pārējiem. Paldies! Thank you. Paldies, priekšsēdināms kungi deputāti, paldies par viedokļu apmaiņu. Bija ļoti dinamiski, daudz komentāru, tas tikai norāda uz jūsu aktīvo iesaisti šī jautājuma risināšanā. Varam būt kolektīvi lepni par uh, paveikto progresu, lai uzlabotu nodokļu taisnīgumu Eiropas Savienībā. Kopš 2014. gada esam pieņēmuši 14 priekšlikumus, 8 pret uh, krāpniecību nodokļu nemaksāšanu Es vairāk nekā 20 pēdējo gadu laikā. Es domāju, ka mums nav jāsērgs par paveikto. Taču to cīņu vidū, kas mums vēl ir jāveic, un šo cīņu ir daudz, šis ziņojums nu diena ir ļoti bagātīgs un ziņojumā ļoti daudz ideju. Es ceru, ka mūsu sekotāji ņems to vērā. Tad runājot par šo klauzulu ļaunprātīgas situācijas eh, izmantošanas aizliegumu. Par to ir jārunā, arī par to ir jārunā OECD. Protams, ir arī jāiestājas par lielāku caurskatāmību nodokļu schēmās. Uh, īpaši valstīs, kuras saucam par nodokļu paradīzēm, vai arī nē, es jau izteicos, ko es par to domāju, bet caurskatāmība piemērojas visiem. Nevaram mēs vairs atstāt kaut kādus melnos caurumus valstis, kuras tiek turētas par aizdomīgām, ka tās pārāk veicina fiskālo optimizāciju, ir jābūt caurskatāmībai un vienlīdzībai uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka ir jābūt vienotai konsolidētam uzņēmuma aplikšanas šai bāzē. Arī Lamesāra kungs ir paveicis brīnišķīgu darbu šī sasaukuma laikā. Mums ir jāturpina reformas, jāreformē PVN, lai pieliktu punktu šai masveida PVN krāpniecībai. PVN pārobežā mēs runājam par 50 miljārdiem eiro Un te mēs noteikti gadā varētu ietaupīt 40 miljārdus. Jāapkaro visbeidzot arī agresīvā nodokļu plānošana starp dalību valstīm. Tas viss ļoti svarīgi. Protams, ka te būs nepieciešama apņēmība, ambīcijas, arī kaujpilns noskaņojums. Un es ticu tam, ka ir jāmaina noteikumi. Tāpēc arī atkārtoju, ka jā, mums ir jārunā pār kvalificētā vairākuma balsošanu, un te nav runa tikai par noteikumu izmaiņām. Tas nu dien ļauj mainīt visu, lai mēs varētu reaģēt uz nodokļu realitāti, tā kā tā ir šodien. Tas ļaus arī būt reaktīviem globālā līmenī, jo mēs kļūsim vājāki, ja mums neizdosies izveidot šo fiskālo suverenitāti. Uzskatu, ka par to centrāli ir jārunā Eiropas parlamenta vēlēšanās, jūsu kampaņās. Es uh, rēķinos ar jums, ka jūs iestāsī, iestāsieties par šo risinājumu. Un uh, nu, dienas dzirdēju, ka no uh, dažādiem flangiem runā par šiem jautājumiem. Es saprotu, ka nepieciešams laiks, lai pieņem šo priekšlikumu jo, diemžēl, mums ir jāpāriet, lai pāriet uz kvalificēto vairākumu, arī ir nepieciešama vienprātība balsojumā. Finanšu ministri arī pirmo reizi par šo runā Ekofins uh, sanāksmē, par to runās arī nākamo nedēļu laikā Rumānijas prezidentūras laikā, un es to arī prasu šeit, šajā tribīnē, šeit Eiropas parlamentā. Uh, Es redzu, jā, ka ir, trū, ka ir dažādi šaubas, un lai pārvarētu šīs šaubas, nepieciešams parlaments, kas pārstāv tautu. Tāpēc. Um, jā, ir ļoti svarīgi, lai mēs te paustu Eiropas pilsoņu vēlmi, lai arī valsts uzņemtos atbildību. Tam te es pilnībā jums piekrītu. Lai nu kā komisija un parlamentam būs jācīnās uh, plecu pie pleca, lai varētu iestāties par taisnīgu nodokļu sistēmu. Mums ir jābūt uzbrūkošiem, lai visas puses arī tad uh, un partijas sniegtu savu devumu. Lai tiešām šī cīņa būtu kopīga par fiskālo taisnīgumu un lai šī cīņa turpinātos nākotnē nākamajā sasaukumā. Tā kā šī man noteikti pēdējā uzstāšanās šeit Eiropas parlamentā, vismaz attiecībā uz šo jautājumu, es vēl būšu arī nākamā sasaukuma sākumā. Gribu tikai apliecināt, ka pēc pieciem gadiem strādājot ar jums, esmu pārliecināts, ka šis jautājums mūs vieno. Tas ir viens no tādiem um, galveniem jautājumiem, kas tad arī norāda uz mūsu rītdienas uh, nākotnes Eiropu. Tā ir, ir milzīgs vairākums arī, kas izsakā šajā ziņojumā, lai iestātos par šo Eiropiešu galveno ideju, kas mūs apvieno. Un tad noslēgumā vēlreiz paldies Eiropas parlamentam par brīnišķīgi paveikto darbu, lai mēs kopā varētu strādāt pie šīs arī jautājuma par caurskatāmību, par nodokļu maksāšanu Šo cīņu turpināsim kopā. Lielas paldies, Kofod kungs! Jums tad nu beigās vēl divas minūtes noslēguma vārdiem. Paldies priekšādātāji! Gribu teikt paldies visiem kolēģiem par šīm ļoti nozīmīgajām un interesantajām debatēm, un īpaši paldies manam līdzreferentam Nīdermajer kungam Eh, paldies arī iepriekšējām komitejām, eh, kas tik daudz un dikti strādā pie šiem nodokļu jautājumiem un finanšu noziedzības apkarošanas. Gribu teikt paldies arī komisijai Un, protams, pavisam konkrētāk jums, Moskovīsī kungs, Jurovas kundzei, paldies. paldies. Mēs eh, strādājām ļoti cieši plecu pie pleca ar jums arī pie naudas apkarošanas, eh, naudas atmazgāšanas apkarošanas un arī pie šī jautājuma. Un mums izdevies panākt faktiski to, ka ir pieņemti 14 jauni tiesību akti šī sasaukuma laikā. Bet jā, darba priekšā vēl ir daudz, ja vēlamies panākt godīgu nodokļu sistēmu. Moskovīsī kungs, jums ir taisnība. Eiropai nu diena ir jāparāda, jārāda paraugs 21. gadsimta gadsimtā. Ko nozīmē uzņēmumu nodokļu sistēmas? Tas jāparāda pilsoņiem, dalībvalstīm un arī uzņēmumiem jāizturas taisnīgi. Jāsaka, nav arī tā, ka šais debatēs vēlamies kaut kādā veidā sod, sodīt lielos uzņēmumus, kā te teica Koburna kungs. Nē, mēs skaidri un gaiši parādījām, ka tieši MVU šobrīd uzņemas par 30% augstāku nodokļu slogu nekā lielie uzņēmumi. Mēs vienkārši vēlamies pārliecināties, ka šeit ir godīga konkurence, vienlīdzīga attieksme. Un tāpēc mums jādomā par to, kā apkarot šo situāciju, kad lielie uzņēmumi izvairās no nodokļu maksāšanas. Turklāt domāju, ka ja mēs esam visi pietiekami nu, bagāti vai, teiksim, uzņēmums ir pārāk liels, nu, tad nevar būt tā, ka ar to vien pietiek, lai jūs būtu ārpus likuma. Nē, šāda veida uz attieksmē ir jāpieliek punkts. Tā nedrīkst uzvesties. Mums ir jāparāda iedzīvotājiem, ka mēs strikti iestājamies pret šādiem lieliem multinacionāliem uzņēmumiem. To parādīja arī PANA komiteja. Nedrīkst būt tā, ka šie uzņēmumi ir pārāk lieli, lai uz viņiem attiektos nodokļu tiesību aktu. Un tātad, kolēģi, vēlreiz liels paldies jums ar nepacietību gaidu rītdienas balsojumu, bet domāju, ka darbas esam ļoti labi iesākuši šeit parlamentā, un mums tālāk šīs paši izstrādātās rekomendācijas būs arī jāīsteno. Paldies vēlreiz par paveikto. Paldies, un paldies visai darba grupai. Debates beidzām, balsojums notiks rīt. Un tagad mēs pārējām pie darba kārtības nākošā punkta. Tas ir mutisks jautājums komisijas stāvoklis ar tiesiskumu un cīņu pret korupciju Eiropas Savienībā un konkrēti Maltā un Slovākijā. Pirmais runātājs ir jautājumu uzdevējs Sofija Intveld uz piecām minūtēm. We, course, also... Un, protams, arī mēs dosim laiku komisāri Juravī ieņemt vietu. Tāpat atgādinu kolēģi, ka vislabākos slavas mirkļus jūs varēsiet gūt ārpus sēžu zāles, bet tagad vārds jautājumu uzdevējai. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Ļoti žēl, ka padomis nav klāt, jo, manuprāt, padomi ir jābūt daļai no šodienas diskusijas dalībniekiem, bet pirms mēs pāriem pie motiskā jautājuma rezolūcijas priekšlikuma atgādināšu, kas visu šo procesu izraisīja. Un tā ir Jāna Kočak, Dafnes Karuānas uh, slepkavības, un mums vienmēr ir viņu vārdi jāpatur prātā. Šodien mēs runājam par mutisko jautājumu rezolūcijas projektu, kas tiks vēlāk likts uz balsojumu un kas ir sagatavots sadarbībā ar uh, Eh, lielākajām politiskajām grupām un tiesiskumu uzraudzības komiteju. Un tas ir rezultāts praktiski vienam gadam uzklausīšanu, eh, apmeklējumu, konferenču, videokonferenču ar valdībām, ar prokuratūru, ar žurnālistiem, NVO, lauksaimniekiem un daudziem citiem. Un ja mēs lūkojamies uz šodienas rezolūciju, tā koncentrējas uz Maltu un Slovākiju, bet ne tikai. Jā, tik tiešām tāds spoguļo bažas, kritiku, trūkumus. Tāpat ar gandarījumu var teikt, ka tajā tiek uzsvērtas pozitīvās tendences un uh, mēs varam lepoties ar to šajā gadījumā, ka Eiropa darbojas. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienības intervences palīdz dalībvalstiem atgriezties uz pareiziem sliediem, tad, ja tās novirzās no tām tiesiskuma un pamatiesību ziņā. Tāpat rezolūcijā ir pāris ieteikumi, kuri ir iekļauti jautājumā komisijai. Un mums ir īpašs ieteikums Maltas un Slovākijas gadījumā. Viens no tiem attiecas. Tas ir ieteikums e, komisijai sākt tiesiskuma dialogu ar Maltu. Mēs uzskatām, ka tas būtu pamatoti un tāpat es iesniedzu grozījumu atzīstot to, ka Maltas valdība ir paziņojusi, ka tā ieviesīs Venecijas komitejas ieteikums, tomēr es uzskatu, ka dialogs būtu attiecīgs. Tāpat mēs rekomendējam to, lai tiktu noķerti ne tikai slepkavības izpildītāji Dafnes Karuāna gadījumā, bet arī pasūtītāji un plānotāji. Tāpat uh, Mēs vēlamies uzdot jautājumu par tā saucamajām zelta vīzām. Mēs vēlamies uzsvērt arī to, ka slepkavības pasūtītāji un plānotāji ir jānoķer un jānotiesā. Un arī mēs varam apsveikt tikai to, ka organizētās noziedzības apkarošana turpinās tomēr. Mēs redzam, ka problēmas turpinās tā saucamais virpuļdurvju princips, ka tie, kuri ir uh, atstājuši savu amatu pa vienām durvīm, atgriežas citās vietās un pa citām durvīm. Tā mēs aicinām arī eh, pārskatīt jaunos mediju likumus un konstitucionālā tiesā atturēties no to pieņemšanas. Tāpat mums ir visiem kopā jāstiprina Eiropols. Eiropols var eh, pilnībā iztenot savus eh, uzdevumus tikai tad, kad to atbalsta dalībvalsts. Savukārt dalībvalsts nereti atsauc uz subsidiaritāti, bet mēs redzam gadījums, kad valsts lemēja iestādes pašas iesaistās kādos kļūdainās darbībās, bet mums Eiropas Savienība ir jāiesaistās. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs visi kopā varam stāvokli uzlabot. Ja vienā no dalībvalstīm tiek grauds tiesiskums, ja kādā no dalībvalstīm netiek piemēr, piemēroti kopējie standarti, tad brūk visa Eiropas sistēma. Līdz ar to es domāju, ka mums ir visi iemesli stiprināt gan šo sistēmu, gan Eiropolu. Tāpat aicinu komisiju atkārtot uh, savā uh, korupcijas apkarošanas ziņojumā šos aspektus, jo mūsu prāt esošā formula nav pietiekami spēcīga. Un visbeidzot, mēs aicinām komisiju, tīpaši komisāru Timermanu, kurš nav šodien klāt, rieģēt uz Eiropas parlamenta atkārtotajiem aicinājumiem, veidot visaptverošu mehānismu pamatiesību demokrātijas paketēni. Es redzu, kā bija abi špicen kandidāti, Weberkungs un Timermaņkungs, nav gatavi e, strādāt pie šī visaptverošā politiskā mērķa. Priekšsēdētājs tūlīt beidz savu stāšanos. Paldies! Paldies kolēģiem par uzmanību. Jā, pilnīgi skaidri. Jūs izklāstījāt visu pilnīgi skaidri vārds komisārei. European... Priekšsēdētāja, godājumie deputāti, Eiropas komisija pilnībā atbalsta uh, parlamenta un uh, iekšlietu Lība komitejas uh, raizes par to, ka mums ir jārespektē Eiropas eh, vērtības. Un um, komisija pirmo reizi ir ierosinājusi procedūru saskaņā ar 7. pandu līgumā, kas ir, um, mēs esam šo darbību sākuši sakarā ar situāciju Polijā. Eh, un eh, Eiropas parlaments ir uzsācis šo procedūru uz saistībā ar Ungāriju. Komisija ir izmantojusi <clears throat> savu lomu kā līguma aizstāvis lomu. Mēs esam gatavi uzsākt dažādas procedūras, kas ir saistītas ar likuma varas īstenošanu. Komisija uzrauga situācijas visās valstīs Eiropas semestra kontekstā. 2019. gada ziņojumā par Slovākiju eh, komisija pasvītro to, ka pastāv jau ilgstošas bažas attiecībā uz tiesu vairs neatkarību, situācija nav mainījusies un šķietami arī netiek risināta. Uh, valstu ziņojumā par Maltu 2019. gadā ir arī rakstīts un atzīmēts, ka e, iznotās reformas nav, nav nodrošināšanas likuma varas neatkarību. E, to apstiprina arī citi avoti, bet mēs turpinam un esam gatavi turpināt dialogu ar Maltu. Uh, Eiropas pusgada kontekstā mēs esam noteikuši mūsu prioritātes, tā, tā, starp tām ir korupcijas apkarošana, tas ir ļoti svarīgi mūsu sabiedrībai un ekonomikai kopumā. Kopš 2015. gada mēs esam regulāri adresējuši Slovākijai rekomendācijas par korupcijas apkarošanu, mēs esam atzīmējuši situāciju Um, ar atbildīgumu policijas rindās, arī runājam par to, ka uh, trauksmes cēlāja situācija nav nodrošināta, kā arī nav pietiekami daudz lietas, kas ir vestas uh, tiesā. Uh, mēs esam arī uzraudzījuši augstu līmeņu korupcijas gadījumus, esam norādījuši uz to, ka nepieciešams ir uzlabot izmeklēšanu katru gadu, un komisija izrunā šo rekomendāciju kontekstu ar abām valstīm. Šobrīd īsumā gribu arī pieskarties um, žurnālistu brīvībai. Mēs um, uzskatām, ka izteiksmes brīvība un mediju brīvība ir, ir jāaizstāv. Demokrātija nav nosargājama, ja žurnālisti nespēja brīvi ziņot par notiekošo. Tas nav iespējams, ja žurnāls darbības tiek apdraudēts. Un uh, tāpēc ir um, ļoti svarīgi uh, ka mm, Dafne Korāna Galīsija un, un arī pārējo nogalināto slepkavas tiek mm, sauktas pie atbildības. Mēs uzskatām, ka mm, individuālu izmeklēšana darbība veikšana ir atsevišķu dalībvalstu kompetence, tomēr mums visiem kopā ir jānes arī atbildības sloks. Un <clears throat> ir jārada arī labvēlīgi apstākļi tam, lai žurnālistu brīvība uh, tiktu efektīvi īstenota. Un šeit man ir jāatkārto tas, ko es jau teicu, to, ko es teicu arī Maltai un Slovākijai, ka mūsu aģentūras Europol un Eurojust ir pilnībā gatavas, lai ar atbalstību sniegt palīdzību izmeklēšanas darbībās. Es gribētu arī pastāstīt par dažādām rezidences schēmām, kas attiecās uz investoru un uzturēšanās atļaujām. Tad, uh, 2019. gada janvārī komisija jau ir <clears throat> apstiprinājusi visaptverošu ziņojumu šai sakarā, un nākamais solis no komisijas puses ir ekspertu grupas veidošana. Šī ekspertu grupa izskatīs specifiskos riskus, kas mm, izriet no šādām investoru un pilsonības piešķiršanas schēmām. Šī grupa līdz gada beigām izstrādās eh, kopīgu dokumentu, saskaņā ar kuru tiks rīkots pārbaudas šādām schēmām. Komisijas nolūks ir jūnijā prezentēt iniciatīvu un um, par to, kā tālāk stiprināt likumu varu Eiropas Savienībā. Un komisija gatavojas nākt klajā ar paziņojumu par situāciju šajā jomā, kā arī atzīmēs nākamos soļus likumu varas uh, virz, stiprināšanas virzienā. Komisija ir ieplānojusi konsultēties ar visām institūcijām un interesētajām pusēm, un šai sakarā ir jāatzīmē Eiropas parlamenta loma. Eiropas parlamenta loma kā šīs institīvas atbalstītā loma nākotnē. Mēs visi kopiem spēkiem cīnāmies par demokrātiju, par likuma varas īstenošanu, un šādā sakarā mēs iz Izskatīsim arī e, šo mehānismu, ko mēs saucam par koleģiālo izvērtēšanu. Nu, paldies, e, tālāk mums ir runātāji. Nu, politisko grupu vārdā vispirms no tautas partijas runās Mecols kundze. Paldies, es esmu ļoti lepna par savu valsti, es esmu e, lepna par savu tautu. Mēs, Maltas iedzīvotāji, esam daļa no Eiropas Savienības. Es lepojos ar to, ka es nāku no mazas valsts ar ļoti svarīgu vēsturi. Mūsu ieguldījums, neraugoties uz mūsu nelielu izmēru, tomēr ir ļoti liels. Mūsu izmērs, valsts izmērs nav noteicošais faktors, jo mēs varam uh, izdarīt ļoti daudz, tad neesam ierobežoti ar mūsu geogrāfisko izvietojumu. Un mēs esam strādājuši ļoti smagi un esam sasnieguši ļoti daudz labus rezultātus. Mums ir tagad jācīnās, lai uzturētu šo mūsu tēlu, mūsu identitāti. Un mm, mēs mm, arī cīnījāmies par dažādiem viedokļiem, kas mm, izskan šajā parlamentā. Uh, Mēs zinām, ka mēs esam maltieši, mēs piedarām pie Eiropas, malts vērtības ir arī Eiropas vērtības. Šeit skaidri jāpasaka, ka mēs nekad nevarēsim atbalstīt žurnālistu nogalināšanu. Nu, šāda slepkavības ir absolūti nepieņemamas. Turklāt jācīnās arī pret nesodamību un netaisnīgumu. Tās ir mūsu vērtības un par tām mēs iestājāmies un iestāsimies vienmēr. Un eh, tas ir atspogļots arī rezolūcijā. Mums ir jāatzīmē mūsu nākotnes plāni un ievirzes. Es personīgi piedalos politikā, tāpēc, ka es aizstāvu savus principus, man ir eh, savs idejas, savu ticību, un es eh, turpināšu šādi rīkoties ar nākotnē, vienmēr aizstāvot maltiešu intereses. Paldies. Venholzer kungs tālāk. Paldies! Tiesiskums un demokrātija ir priekšnosacīja tam, lai cilvēki justos droši. Vā, ir jāievēro notekļi, no, noteikumi, jācīnās pret korupciju, pret pārkāpumiem, un tam jānotiek ne tikai valstu iekšienē, bet arī starp valstīm. Un mēs nevaram. Uh, Uh, ignorēt uh, šādus būtiskus pārkāpumus, ir jāuzņemās kopīga Eiropas atbildība. Uh, ir jānodrošina tas, ka tiek ievērot šie pamata priekšnosacījumi, pamata noteikumi, lai tas viss notiek saskaņā ar septīto pantu. Uh, žurnālistu slepkavības Slovākijā un Maltā uh, parāda to, ka Eiropas sabiedrība nav pasargāta no šādiem krimināliem pārkāpumiem. Uh, ir notikusi aktīvi, jā, aktīvi jāiesaistās, lai šī, šie noziegumi tiktu uh, Uh, izskatīti tiesā un lai tiktu noskaidrota patiesība. Tie ir absolūti svarīgi valsts tiesiskuma nodrošināšanai. Abās šajās valstīs ir struktūrāls problēmas. Uzskatām, ka Maltai būtu būtiski jā, jāņem vērā izteiktās rekomendācijas un ieteikumi. Ir jāizmanto ar Eiropola sadarbības sniegtā pievienotā vērtība. Ir jāizdara uh, nepieciešamie secinājumi, jāizvērtē gan tiesu neatkarība, gan arī preses brīvība. Mēs nedrīkstam palikt pasīvi. Ir jābūt tādā Eiropas līmeņa apziņai par valsts tiesiskumu. Un jau Eiropas parlaments ilgi ir runājis par to, ka tiesiskums ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Uh, Mm, komisija savos paziņājumos uh, nav bijusi tik strikta un skaidra, un, manuprāt, ir tiešām ļoti žēl, ka tā. Paldies tagad EKR grupas vārdā Ronens Lērneras kundze. Transparency International ir izvērtējis, ka Slovākija ir sestā un a, a, korumpētākā valsts Eiropā un Malta ir astotā korumpētākā valsts Eiropā. Žurnālistu apspiešana ir viens no būtiskākajiem problēmu jautājumiem. Mūs visus nesen šokēja izdarītās slepkavības Slovākijā un Maltā. Ir ir jānodrošina atbilstošo noziegumu izmeklēšana, lai atbildīgie stātos tiesas priekšā. Uh, ir pilnīgi skaidrs, ka aiz šiem noziegumiem stāv cilvēki, kuri nevēlas, lai izmeklēšana veiksmīgi noslēgtos. Mūsu komitejā uh, mēs jau esam uh, aktīvi diskutējuši par tā saukto zelta vīzu problemātiku. Uzskatām, ka um, pēc iespējas ātrāk ir jāvēršās pret to, lai tas vairs neturpinātos. Paldies! Un tagad zaļo grupas vārdā Gīgolda kungs. Paldies! Tiesiskuma, demokrātijas zaudēšana un pamatiesību pārkāpšana atsevišķās Eiropas Savienības dalību valstīs ir patiesi uztraucošas parādības. Tas ir nebijis gadījums Eiropā, Mēs esam vienmēr bijuši savienība, kas balstīta uz vērtībām. Tad ir tik svarīgi, lai visi Eiropas Savienības dalībnieki ievērotu vienas vērtības. Ir jāizteno efektīvs tiesiskuma mehānisms, lai visas dalība valstis varētu to veiksmīgi īstenot, lai tiktu ievēroti tiesiskuma, demokrātijas un pamatiesību principi. Un ja kāda valsts to sistemātiski pārkāpj, tam ir jābūt zināmām sakām. Mēs domājam, ka domājot par nākamo uh, finanšu schēmu, nākamajā finanšu periodā mēs varētu domāt par kaut kādām sankcijām pret valstīm, kas uh, ir pārkāpušos valsts tiesiskuma principus. Paldies, un tagad goja grupas vārdā Spinelli kundze. Paldies, priekšsēdētāji Šis parlamenta sasaukums mums ir e, skaidri norādījis uz to, ka pastāv problēmas saistībā ar e, likumu varu. Un pastāv nevidīgs risks e, žurnālistiem, notiek žurnālistu slepkavības. Mēs par to šajā parlamentā esam runājuši jau vairākas reizes. Eh, tomēr, ja mēs runājam par uzraudzību, tad uzraudzība ir jābūt neitrālai. Šeit mēs nedrīkstam atbalstīt dubulto standartu. Mūsu galvenais uzdevums ir stiprināt institūcijas, institūciju varu. Mēs eh, netiecamies aizvietot ar sevi dažādas institūcijas. Eh, varbūt rezolūcija nav šis aspekts pilnībā atspoguļots Mums ir jāatcerās mūsu likumi, likumi ir jāievēro pretējā gadījumā. Zudīs uzticība Eiropas institūcijām, te būs tāda tā kā Orwell situācija un, un institūcija pozīcija būs ignorēta. Ferēras kundze tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības nemitīgā nespēja tik galā ar šīm problēmām, kas mazina likuma varu, un tagad ir šie gadījumi Maltā un Slovākijā. Visas šīs situācijas ir jau diskutētas parlamentā. Ir dažādas institūcijas, kas darbojas, tomēr mums ir nepieciešams vispārīgs Eiropas uzraudzības mehānisms, kas konsekventi uh, uzraudzītu un cīnītos pret eh, šādu veidu pārkāpumiem. Jautājums ir komisija, kas eh, ir plānots konkrēti, lai nodrošinātu tiesu varas neatkarību, kas ir paredzēts konkrēti, lai apkarot noziedzību, lai aizstāvētu žurnālistus. Mēs esam uzdevuši šos jautājumus, tomēr atbildes eh, neesam saņēmuši tad ir eh, visa šī eh, sistēma ar investoru schēmām, pilsonības piešķiršanu par noteiktiem nopelniem. Te, tas viss izskatās pēc eh, tādas tirdznieciskas prakses. Šīs investīcijas, par kurām saņem pilsonība, tās netiek attiecīgi uzraudzītas, un tieši tāpēc mums ir nepieciešami ļoti stingri noteikumi, lai mēs varētu aizsargāt mūsu robežas no noziedzīgām aktivitātēm. Uh, Eh, galvenais akcents ir uz eh, novēršanu preventīvām rīcībām. Eh, pretējā gadījumā mēs nonāksim tādā Itālijas situācijā, kur ir um, noteikts likums, kas cīnās pret korupciju, tomēr šī ir nenotiek visaptveroši. Tālāk Čākī kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlējos atbalstīt šo rezolūciju. Tā nav pret Maltas vai Slovākijas cilvēkiem, pilsoņiem. Gluži pretēji tā vēršas pret uh, Maltas un Slovākijas uh, valdību valdībām. Uh, ja runājam par notikumiem, par šokējošiem notikumiem šajās valstīs, ka tika nogalināti uh, Eh, žurnāliste Slovākijas gadījumā, tas bija žurnālists un viņa eh, līgava, bet vēl šokējošākais pēc visa tā bija tas, ka eh, mafija ir kontakti ar zināmām personām valdībā, un ir skaidrs, ka šīs slepkavības ir saistītas ar vairākiem ietekmīgiem cilvēkiem, piemēram, advokātiem vai bijušo tieslietu ministru notika plašas demonstrācijas valstī. Vairāki desmit tūkstoši cilvēki devās ielās, lai demonstrētu pret korupciju. Un tādēļ es gribēju teikt paldies Eiropas parlamentam, jo mēs a, iestājamies a, a, šo valstu tautas pusē. Ir er, Slovākijas parlaments uh, Eh, jau pirms ilga laika saņēma Eiropas parlamenta lūgumrakstu komitejas petīciju, bet viņi to ir eh, ignorējuši. 2017. Eh, gada septembrī tika pieņemtas lēmums Slovākijas parlamentā, un es gribētu, lai komisija to pārbaudītu un izanalizētu. Paldies! Nākamā runātāja. Smalkovs kundze. Paldies! Ir pagājis jau vairāk kā gads kopš šausminošajām slepkavībām, un šodien skaļākā jebkad mums ir jāsaka, ka tiesiskumam ir jāuzvar šajā situācijā. Un pateicoties arī parlamenta, Eiropas parlamenta aktīvajai iesaistē, jau ir bij, bijuši pirmie aizturētie. Uh, Pagājušajā eh, nedēļā eh, premjerministrs Pelegrini kungs teica, ka a, eh, cik a, svarīga ir cīņa pret korupciju. Slovākijas valdība a, ir saņēmusi rekomendācijas cīņai pret korupciju, un šajā ieteikumā, šajās rekomendācijās tiek runāts par uh, Mm, Eiropas Savienības standartiem, to ievērošanu, bet eh, runāsim atklāti, ka mm, tas nav aktuāls jautājums tikai Slovākijā. Cīņa pret korupciju ir aktuāls jautājums daudzās citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Statistikas dati ir nepielūd, nepielūdzami. Eh, korupcijas krāpšanas rezultātā Eiropas Savienība zaudē eh, vairāk kā miljardu eiro gadā be, mums ir beidzot aktīvi jāvēršās pret šādu ļaunprātīgu izmantošanu, pret šādiem pārkāpumiem. Eh, komisārs Kundze vēlējos izmantot eh, iespēju un pateikties jums par eh, Slovākijas apmeklējumu. Paldies, un tagad Ždanovskī kungs. Opakovanie sem bil. Prieksēdētāji, komisārs Kundze. Esmu vairāk kārtīgi apmeklējis Maltu un Slovākiju šogad un arī pagājušā gadā. Uh, Mani ļoti pārsteidz un satrauc visi šie gadījumi, gadījumi, kad Eiropas likumi nav tikuši ievēroti, nav īstenoti. Un Malts un Slovākijas iedzīvotāji tiešām cer, ka Eiropas Savienība palīdzēs atklāt šīs pētniecisko žurnālistu slepkavības. Cilvēks sūdzas par korupciju, par to, ka likuma vara nedarbojas Mēs nevarētu izlikties, ka šie notikumi nav zinām. Tas viss ir zināms, un tas ir zināms arī Eiropas parlamenta deputātiem. Šeit mums ir jābūt ļoti stingriem, šeit nevar būt nekāda kompromisa. Ne tikai izmeklēšanas darbības ir jāatbalsta, bet arī attiecīgās likumdošanas normas ir jāizstrādā un jāizteno. Mēs neesam kaut kāda bezobaina mašīna, mēs esam. Um, spēcīgs mehānisms. Mēs pieprasam detalizētu izmeklēšanu, nu, lai nebūtu vairs tādu gadījumu. Tālāk pusotras minūtes. Eh, Santa kungs, šeit eh, interesi tiek izmantots, lai paralizētu viedokļus. Eh, un atkārtoti grib atzīmēt, ka šāda veida izmeklēšana tā mazina salas tēlu attiecīgās uzraudzības grupas izveidošanu, ko atbalstīs arī Libe komiteja. Šeit šīs procedūras ir ļoti neskaidras un nejaušas. Kā mēs varētu izlikties, ka šāda veida pasākumi varēs nodrošināt likuma varas īstenošanu, ja visu šo uzraudzību veiks pašizvēlēta un necaurspīdīga parlamentāriešu grupa? Malta pati ir spējīga izvērtēt savu situāciju un novērtēt eh, savu demokrātisko funkcionēšanu. Pagājuši piekdien Maltas valdība uh, ir nākusi klajā ar savām rekomendācijām, tālāk īstenojot Venēcijas komisijas institūcijas. Um, tomēr mums, mēs nevaram pieņemt visas rekomendācijas bez ierunām. Mums ir nepieciešams diskutēt par to Maltā, šeit, Maltā, ar Malt, maltiešiem, nevis ar kādiem subjektīviem parlamentāriešiem šajā parlamentā. Uh, Um, mēs esam pārsteigti par šiem īpatnējiem dubultiem standartiem, kas regulāri tiek piekopti un skan no šīs, šī parlamenta. Es tiešām aicinātu visiem izvērtēt šīs lietas ļoti godīgi un pragmatiski. Tālāk Ademava kungs, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Es kategoriski nosodu žurnālistus slepkavības gan Maldā, gan Slovākijā. Uh, šī slepkavība, šie notikumi ir absolūti nepieņemami. Tas ir absolūtā pretrunā uh, Eiropas vērtībām. Un mēs no tautas partijas uh, mēs parlamentārieši esam pret uh, slepkavībām, uzskatām, ka ir jāveic eh, padziļināts izmeklēšanas darbības, eh, turklāt nepieciešams informēt arī visā pilnībā visu sabiedrību par notikumiem. Skaidri ir jānorāda uz šo slepkavību organizatoriem, jo žurnālistiem Eiropas Savienībā ir jābauda pilnīga brīvība, un žurnālistiem ir jādod iespējas rakstīt, pildīt eh, savu mm, pētniecisko darbu, runāt par mm, dažādiem noziegumiem. Es mm, nepiekrītu piekrītu tiem, kas pievieno šim sarakstam Bulgāriju. Bulgārija nav tādas apkavības. Tālāk brīvais mikrofons Farijas kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība ir tiesiskuma demokrātija, kas balstās uz cilvēktiesību tiesiskumu. Eh, diemžēl ir eh, dalībvalstis, kur šie likumi netiek respektēti, un žurnālisti, kuri nodarbojas ar izmeklēšanu, par to samaksā savu dzīvību. Eh, eh, Slovākijans Kušaks tika noslapkavots par savu izmeklēšanas darbu korupcijas lietās augstās aprindās. Tāpat Dafnes Galisijas izmeklēšana turpinās. Mēs nedrīkstam aizmirst to, eh, kāpēc notika šie brutāli eh, nosikumi. Ir jāiegulda visi pūliņi, ir jāturpina cīņa pret korupciju, naudas ehm, atmazgāšanu šajās valstīs. Turklāt eh, Maltā stāvoklis ir vēl sarežģītāks, ņemot vērā zelta vīzu piešķiršanu. Līdzīgi ir arī manā valstī Portugālē. Mums pret to ir jāvēršas. Paldies, nākošais runātājs deputāti Deli uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šis teksts, kas ir sagatavots un rezolūcija, eh, liek domāt, ka Maltā nepastāv tiesiskums. Es vēlos norādīt, ka Maltā šobrīd ir valdība, kura uh, ir piedāvājusi likumu grozījumus balstoties uz Venēcijas komisijas priekšlikumiem. Esmu gandarīti par to, ka tā šādas darbības notiek, jo šo pašreizējā rezolūcija nesniedz skaidru priekšstatu par notiekošo. E, komisāri norādīja uz trūkumiem, kas bija vērojami, tomēr ir, ir daudz paveikts. Tāpat arī jūs esat saņēmuši informāciju, un atsevišķi aspekti ir Nu nākošais runātājs Anna Gomeša. Mums ir ļoti rūpīgi jāseko, kas notiek eh, ar eh, trauksmes cēlājiem. Manā valstī ga, eh, Portugāla ir gadījums ar Rui Pintu, kurš ir trauksmes cēlājs attiecībā uz krāpšanos futbo, futbolā. Tāpat runājot par notikumiem Maltā mēs redzam, kā ir tikusi bloķēta izmeklēšana Dafnis Karonas slepkavības lietā un Eh, Mirjam Dalī gan pieminēja likumgrozījums, bet gan Maltā, gan Slovākijā mēs saskaramies ar to, kā valdības eh, darbību eh, bloķē mafija. Tas attiecas uz izmeklēšanas kavēšanu gan Dafnes, gan Ģanda, gan Martīnas gadījumā, un arī Žozefa Muskata valdība Maltā turpinā uh, bremzēt Dafnis Karuāna izmeklēšanu, pat paredzot dažādus difamācijas procesu. Tāpēc, kolēģi, kuri ir Gomešs kundze, paldies, runātāji tiek pārtraukta. Go, Gomešs kundze, jūs esat pārsniegusi savu runas laiku. Gomešs kundze, Tas nav, tas, tā nav cieņas izrādīšana jūsu kolēģiem. Dālī kundze ir zilās kartītes jautājums. Dālī kundze pusminūte jūsu rīcībā. Paldies! Tā kā es tika pieminēta un e, ne, nesaprotamajā runā, kur es pat nespēju izsekot, es gribētu, lai kolēģi precizē, vai viņa ir pret šīm reformām. Gomešs kundze. Es atbalstu visas reformas, kas var nod, eh, atbalstīt varu nodalījumu tiesiskumu, un tieši tāpēc šīs eh, izmeklēšanas Dafnes Karuānas slepkavības gadījumā ir bloķēta, un tas ir satriecoši, un es ceru, ka kolēģi Turpin priekšsēdētājs, es saprotu, ka jums ir ļoti daudz sakāmā vienai otrai, varbūt jūs to varētu noskaidrot ārpus sēžu zāles. Benovs kundze, nākošais runātājs. Uh, Vāžaņ, pan precedā. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, ļoti smags jautājums, kolēģi, komisārs kundze. Šis jau ir otrais ziņojums par uh, situāciju Slovākijā un Maltā. Uh, un līdzīgi kā iepriekšējā diskusijā, un gribētu atkārtot, ka man ir uh, ļoti uh, žēl, man es paužu patiesu līdzjūtību par uh, abu žurnālistu nogalināšanu. Bet jāsaka, ka šis ir ļoti tendenciozs ziņojums. Es a, regulāri sazinājos ar referents kundzi, lai runātu par lietām, kam varbūt a, šajos ziņojumos nevajadzētu parādīties. Pastāstīšu par tiem sīkāk. A, Slovākijā notiek izmeklēšanas darbs, notiek cieši sadarbībā ar aģentūrām, ko pieminēja arī komisāris kundze. Uh, jau ir izvirzītas absur, apsūdzības atsevišķām personām. Man ir žēl redzēt, ka pastāv šāds dalījums starp rietumu un austrumu Eiropu. Ik uh, mēnesi dzirdam, kā rietuma Eiropas valstis kritizē austrumu Eiropas valsts par tiesiskuma uh, trūkumu. Tiešām ļoti žēl. Intvalds kundze gribētu uzdot jums zilās kartītes jautājumu, vai pieņemsiet to jā, lūdzu. Es uh, Esmu dzirdējis jūsu pausto kritiku, esmu dzirdējis to iepriekš, manuprāt, tā ir nepamatota, es negribēju uz to rēģēt, bet lūdzu paskaidrojiet sīkāk jūsu pēdējo izteikumu, kā uh, šajā, šajā rezolūcijā ir atspoguļots vai norādīts, ka ir dalījums starp rietumu un austrumu Eiropu. Es vienmēr esmu uzsvērus, ka nav tādas rietumu, austrumu, centrāla, ziemeļa vai dienvidu Eiropas. Ir tikai viena vienota Eiropa, kurā esmu strādājusi 15 pēdējos gadus. Es nepiekrītu jūsu apgalvojumiem. Jums ir pusminūte, lai reaģētu. Es varu sniegt pavisam vienkāršu atbildi. To es teicu tādā kontekstā, ka Ik mēnesi redzam, ka tiek kritizēta kāda no Austrumēropas valstīm - Slovākija, Rumānija, Bulgārija, Ungārija. Beidzot, tagad, tagad ir tā arī ir Slovākija. Ik mēnesi mēs dzirdam šādu kritiku. Tas noteikti neveicina labu sadarbību starp dalību valstīm. Mēs runājam par cīņu pret uh, korupciju. Pavisam nesen runājām arī par Nīderlandi, tādu valsti, uh, kurā ir mm, uh, arī pastāv savas korupcijas problēmas, un tas ir jāatzīst. Paldies. Nākamais runātājs. Es redzu, kā un vēlos teikt, ka Maltai Slovākija ir jāsņem visu mūsu respekts, bet E, tāpat jāpaturprātā, ka mūsu pienākums ir garantēt neatkar, tiesu neatkarīgu izmeklēšanu plurālismu. Ir notikušas divas žurnālistu lepkavības, kas pasvītro to, ka Maltai un Slovākija ir jāizpild savu pienākumu, tā skaitā sadarbībā ar Eiropolu. Jāgarantē žurnālistu drošība, jācītā, jācīnās pret korupciju. Tas nozīmē vienlaicīgi pārtraukt zelta vīzu schēmu, kas e, atļauj nelikumīgas investīcijas, naudas atmazgāšanu, kā arī ir pienākums nodrošināt caurskatāmību un trauksmes cēlāju aizsardzību, kuri ziņo par nopietniem uh, pārkāpumiem. Tāpēc ir pilnīgi nepieciešams, eh, ka Malta un Slovākija noskaidro šo slepkavību autorus visdrīzākajā laikā. Paldies, vārds tagad komisārei. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Šīs bija ļoti svarīgas debatas, tās attiecās uz vairākiem eksistenciāli būtiskiem tematiem. Mēs runājam par tiesiskumu, par mēdīju brīvību, par mazāk mēs runājam un atveklēj, atvēlējam mazāk vietas pilsoniskai sabiedrībai, kura arī ir daļa no viskopuma. Tāpat arī e, norādot uz stāvokli dalībvalstīm, mēs redzam, ka šeit ir runa par visiem trim pilāriem, kuriem mums jāpievērš ir uzmanība. Un tagad runājot par tiesiskumu principiem un mehānismiem, ko Eiropas komisija izmanto, lai uh, atbalstītu un uzlabotu tiesiskumu dalību valstīs. Kā jau es sacīju pirmīt, mēs izmantojam pilnu rīku kasti un pieejamos instrumentus, mēs esam uzsākoši. Septītā panta procedūra. Mēs esam sakārtojuši jautājumus Eiropas semestra laikā. Mēs izmantojam pārkāpumu procedūras, kur tas ir nepieciešams. Uh, un eh, tāpat mēs izmantojam, ko es sākumā nepieminēju, ties, eh, justīcijas rezultātu eh, tabulu, kas parāda cita starpā to, kā pilsoņi, cilvēki, uzņēmumi valstīs uztver tiesu sistēmu kvalitātu un neatkarību. Tāpat arī mēs pievienojam šeit kritēriju par to, kā cīņa pret korupciju norit dalību valstīs. Šī ir tā rīku kaste, ar kuru mēs varam darboties. Tāpat es gribu norādīt uz e, iniciatīvām, kā jūs sacīju sākumā, esam ieplānojuši paziņojumu par tiesiskumu, lai precizētu, ko mēs uzskatām par tiesiskumu, ka tas nav tīri dalību valsts jautājums, bet arī Eiropas jautājums, kas ir iekļauts nesenajā tiesu praksē no Eiropas. E, jūs, e, Savienības justīcijas tiesas puses, kas ir iekļauts arī mūsu paziņojumā par tiesiskumu. Bet mm, cita iniciatīva ir e, tiesiskumu piesaistījoniem budžetam. Arī tas, manuprāt, jau ir izskanējis šeit, tāpat mēs esam pieņēmuši iniciatīvu attiecībā uz trauksmes cēlāju aizsardzību. Un visbeidzot, arī Eiropas prokuratūras birojs sāks strādāt 2020. gadā, un tas ir nozīmīgs devums cīņai pret korupciju un pret finanšu noziedzību. Tāpat e, vairāk iniciatīvu gadījumā mums ir e, jānostiprina, jāpastiprina likumu ievērošana, un mūsu pilsoņiem ir jāsaprot, kāpēc mēs to darām. Tāpat es runāju par atbalstu tiesiskumam un pār e, šo iniciatīvu īstenošanu Eiropas Savienības puses. Un vienlaicīgi esot e, Čehijas pilsone, es piebildīšu, ka es izjūtu to pašu, ko daudzi no jums, ka mums ir jāuzticas mūsu iedzīvotājiem, ka viņi ir demokrāti, ka viņu rokās ir veidi, kā problēmas risināt. Mēs, mums ir jāuzticas viņiem, jāuzticas mūsu aktīviem pilsoņiem, tāpēc es arī pieminu pilsoniskās sabiedrības organizācijas un aktīvos pilsoņus, kuru balsis mēs sadzirdam un kuri pauž neapmierinātību, ja kādas um, kļūdas tiek pieļautas dalībvalstīs. Es neaicinu uz demonstrācijām vai nemieriem, es tikai norādu, ka mums ir vairāk jāuzticas mūsu valstu iedzīvotājiem. Viņi ir demokrāti, viņi zina, ko darīt. Cita starpā doties uz vēlēšanām un ievēlēt demokrātiski uh, pārstāvētas institūcijas. Paldies, komisāri! Deb eh, debats mēs beidzam. Balstu, balsojums notiks ceturtdien. Un tagad mēs pāriem pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir ziņojums, ko sagatavojas Marita Ulfskoga - sezonālās laika maiņas pārtraukšana. Un tagad es lūkšu eh, referenti izteikties. Vārds jums uz četrām minūtēm. Eh, herr talman! Paldies, priekšsēdētāji! Pēc dažām dienām mēs atkal griezīsim pulksteni, pāriesim uz vasaras laiku. Un tā būs jau otra reize pēdējā pusgada laikā, kad mēs grozām pulksteni. Šīs divreizējās um, pulksteņu grozīšanas gadā notiek nu jau vairākas desmitgades. Kāpēc tas tika uzsākt? Savā laikā bija runa par ekonomikas taupīšanu, bet tas uh, vairs nebūtu spēkā, jo ar jaunajām tehnoloģijām, ar jauno dzīves stilu šīs uh, pārmaiņas mums vairs nedod iespēju neko ietaupīt. Un nu jau desmit gadus es Esmu Eiropas parlamenta deputāta un šo desmit gadu laikā esmu saņēmusi ārkārtīgi daudz vēstuļu, e-pastu, telefonu zvanu, daudz tematu sakrā, un viens no tematiem, kurš izskan regulāri, ir tas, ka mūsu iedzīvotājiem ir grūti piemēroties šai pulksteņu grozīšanai kā tas ietekmē ikvienu, tas atšķiras, vienu to izjūt mazāk, vienu asāk, bez tam tomēr ir mazāk aizsargātas personas, bērni, cilvēki ar fiziskām vai psihiski, psihiskām problēmām, kuras skaudrāk izjūt šo laiku pārēju. Tāpēc es uzskatu, ka ir noderīgi pievērsties šim jautājumiem. T, e, Šeit nav runa par eh, cerēto eh, enerģijas ietaupīšanu, bet drīzāk ar negatīvām sekām uz mūsu veselību. Mēs uzsākām ar lūgumrakstiem, ar pilsoņu iniciatīvām, kas eh, norisinājās vairākās dalībvalstīs, un mēs Eiropas parlamentā esam varējuši uzklausīt to, ko domāja Eiropas pilsoņi. Es nedomāju, ka daudzi citi temati būtu tādi, kas būtu uzrunājuši visus Eiropas pilsoņus. Es šeit runāju par tiem mūsu iedzīvotājiem, kuri nav raduši iesaistīties politikā, kuri nav ieraduši sniegt savus viedokļus, taču Viņi ar mums ir sazinājušies, nosūtījuši mums vēstules, piedalījušies anketās, tā skaitā komisijas organizēties pagājušajā gadā, ir atbildējuši miljoniem eiropiešu. Tas nozīmē, ka mums kā viņa pārstāvjiem ir šī reakcija jāuzklausa. Pēdējo mēnešu laikā ar kolēģu grupu mēs pārdomājām tekstu, kas piedāvātu atteikties no pulksteņa grozīšanas. Eh, septiņas komitejas parlamentā nobalsoja par šo tekstu. Tas nozīmē, ka šis aspekts skar pilnīgi visas jomas. Un eh, mēs gribētu piedāvāt 2021. Eh, gada rudenī atteikties no pulksteņa grozīšanas. Tas nozīmē, ka mēs ieklausāmies savos pilsoņos, ka mēs uh, Eh, pieņemam pietiekam ātrus lēmumus. 21. gads ir tāds termiņš, kas dot iespēju iekšējiem tirgum piemēroties un neizjust pārāk daudz negatīvu sēko. Tāpat ir jā, jāstrā, jāseko tam, lai nākotnē mūsu iekšējais tirgus varētu netraucēt, darbo, netraucēt darboties tādās jomās kā transports. Tāpat arī tas nozīmē, ka dalībvalstīs būs jāpieņem lēmums, pie kura pulksteņa laika dalībvalstis paliks. Un arī šī izvēle būs jāizdara koordinētā veidā. Mēs nevaram izveidot puzli ar atšķirīgiem pulksteņu laikiem viscaur Eiropas Savienībā. Mums ir šī pārēja jāorganizē pārdomātā veidā. Un eh, mums ir lēmums jāpieņem pats vēlākais 20. gadā. Es ceru, ka Jūs visi rūpīgi man uzklausījāt un balsos par šo tekstu. Paldies, nākošais runātais komisāri Būts. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Sākumā vēlējos pateikties referentē Ulfskogas kundzei, paldies ēnu referentiem un arī visu sešu komiteju locekļiem, kas strādāja pie šī komisijas priekšlikuma. Kā jūs zināt, tad pagājušajā gadā komisija uh, nāca klajā ar priekšlikumu izbeigt sezonālo laika maiņu. Un to mēs darījām, reaģējot uz parlamenta aicinājumu. Saņēmām arī vairāku dalību valstu un ļoti daudzu uh, pilsoņu lūgumu. Viņi ir vērsušies pie manis un arī citiem mūsu mandāta komisāriem. Un vairāk kārt tika norādīts, ka pašreiz pastāvošā sezonālā laika maiņa un tā izmantotie attaisnojušie kritēriji vairs nav aktuāli. Un ir arī ir skaidrs, ka laika maiņas izbēgšana atvieglotu cilvēku dzīvi, un tas arī ļautu novērst kaut kā veselības problēmas, kas ir saistīts ar pašreizējo uh, sistēmu. Mūsu priekšlikumi ir pavisam skaidri un vienkārši. 4,6 miljoni Eiropas pilsoņu atbildēja uz mūsu uzdoto jautājumu un vairāk 80% atbalstīja laika maiņas izbēgšanu. Tādēļ esam ļoti pateicīgi eh, par referentes pausto atbalstu un trānu komitejas pausto atbalstu tam, ka mēs beigtu divreiz gadā Eiropā eh, mainīt laiku. Komisija apzināti bija ļoti ambiciozi. Mēs ierosinājām, ka pēdējā laika maiņas, maiņa notiktu jau šogad, bet eh, tā kā padome vēl nav vienojusies par savu pozīciju, saprotam, ka eh, šo termiņu ievērot nebūs iespējams. Tādēļ pieņemu ziņā, zināšanai jūsu uzziņojumā pausto nostāju par to, ka laikā maiņa tiktu izbeigta 2021. gadā. Es gribētu izteikt arī komentārus par uh, atsevišķiem iesniegtajiem grozījumiem, kas mums šķiet sarežģīti. Pirmkārt, jūs ierosinat izveidot jaunu koordinācijas tīklu, kas iekļautu dalību valstis un komisiju. Tajā kopīgi tiktu apspriesti dalību valstu lēmumi par standartizēto laiku, tā ietekmi uz iekšējo tirgu, un ja komisija uzskatītu, ka uh, kādas dalība valsts izdarītā izvēle būtiski ietekmētu iekšējā tirgus atbilstošu darbību, tad šai dalība valstī būtu pienākums aizstāvēt savu izvēli, tai vajadzētu arī argumentēti pamatot, kā tā novērsīs negatīvo ietekmi. Komisija saprot, kāds ir iemesls šādam ierosinātam grozījumam. Mēs piekrītam, ka jānotiek koordinācijai starp dalību valstīm, bet standarta laika izvēle ir dalībvalsts ziņā. Šeit nekādu izmaiņu nav. Lēmumu par standarta laiku vienmēr pieņem nacionālā līmenī. Komisija nevar atbalstīt jaunas normas direktīvā, kas būtu pretrunā ar šo atbildības jomu sadalījumu starp Eiropas Savienību un dalību valstīm un kas būtu pretrunā ar subsidiaritātes principu bet gribu jums apliecināt, ka balstoties uz līdzšinējām diskusijām ar dalību valstīm, visas dalību valstis piekrīt, ka mums ir vajadzīga koordinēta pieeja, un esmu pārliecināta, ka dalību valstis savu standartu laiku izvēlēsies saskaņotā un atbildīgā veidā. Neviens nevēlas, lai Eiropā būtu daudz dažādas laika joslas. Otrakārt, komisijai ir juridiska rakstura bažas. Uh, par paredzēto pilnvaru, pilnvarojumu atlikt eh, jauno prasību īstenošanu ar deleģēto aktu. Šādu pilnvarojumu varētu paredzēt tikai nebūtiskajiem elementiem, kamēr eh, stāšanās spēkā ir viens no priekšlikuma būtiskajiem elementiem pilnīgi noteikti. Vēlreiz saku jums paldies par konstruktīvo darbu. Tagad ar nepacietību gaidu diskusiju, jūsu balsojumu un ceru, ka parlaments apstiprinās savu nostāju pirms uh, parlamenta vēlēšanām. Tas būs ļoti skaidrs un spēcīgs vēstījums padomēji, ka Eiropas parlaments ir apņēmības pilns virzīt priekšlikumu uz priekšu ceļā uz veiksmīgu rezultātu. Paldies! Paldies komisārs kundzei! Un tagad došu vārdu Piekas kungam viena minūte vides komitejas vārdā. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi! Vasaras laiks un aktuālās regulas atsaukšana tam ir vairākas nozīmes. Ir politiskā nozīme, uh, arī tiek atspoguļota pilsoņu griba. Ļoti daudzi pilsoņi vairs nevēlas, lai notiktu šāda laika maiņa. Ir arī iesaistīti ekonomiskie jautājumi, par ko esam daudz un plaši runājuši. Um, tiešām ļoti daudz sarežģītu jautājumu, bet kā vides komitejas uh, referents es vēlējos uh, runāt par uh, veselības aspektu. Visi pētījumi Un arī visi pētījumi par hronobioloģiju un arī statistikas dati, pētījumi par pašnāvību līmeni, par satiksmes negadījumu skaitu. Tas viss pierāda, ka laika maiņa ir vajadzīgs un pozitīvs risinājums. tad, kad tajā pašā laikā uh, mēs uh, esam nobežījušies par subsidiaritātes principu, uh, jautājums par uh, standarta laika pieņemšanu. Ir uh, pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienības dalība valstis atrodas uh, dažādās uh, uh, joslās un ka šāds uh, laika atšķirības ir pamatotas. Paldies, un tagad uh, Šulcs kungs. Paldies priekšsēdātājiem, komisāras kundze. Tas ir svarīgs un aktuāls jautājums laika maiņas izbeigšana. Uh, internetā petīciju parakstīja vairāk kā 4 miljoni Eiropas pilsoņu vēlas, lai laika maiņa tiktu izbeigta. Komisija rieģēja ļoti ātri uz šo lūgumu, esmu referents. Uh, pētniecības un enerģijas komitejā, arī savā komitejā mēs esam gari un plaši diskutējuši par to, ka laika maiņu Eiropā vajadzētu izbeigt. Un tagad tas nenotiks varbūt tik ātri, kā mēs būtu gribējuši. Tagad ir noteikts termiņš 2021. gads. Tiešām žēl, domājam piemēram par avio nozari, kur tiek sadalītas laika nišas. Uh, viņi noteikti būtu gribējuši lielāku noteiktību. Tagad jautājums vairs nav nec komisijā, nec parlamentā. Tagad tas ir nonācis pie dalību valstīm. Un tagad dalību valstu ziņā ir nodrošināšo to, lai mums nebūtu ļoti sīks laika joslu sadalījums starp dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm. Varam paust tikai vēlmi, lai dalību valstis tagad attiecīgi nepieciešami ātri arī rieģētu un sakot komisijas un parlamenta paraugam. Paldies eh, Šulces kungam un tagad Šaltes kungs. Paldies priekšsēdētājiem, komisārs kundze. Eh, Eiropas parlaments par šo jautājumu runājis jau bieži. Ir skaidrs, ka tas varbūt nav vissvarīgākais jautājums pasaulē vai Eiropā, bet um, te ir vairāki svarīgi aspekti, kas ir iesaistīti gan veselības, ekonomiskais un arī vēl citi. Uh, Esam par tiem visiem dzirdējuši nesenajās diskusijās. Un nu, IMCO komitejas atzinums parāda to, ka mēs varam atbalstīt uh, sezonālās laika maiņas izbeigšanu, bet tajā pašā laikā mums ir rūpīgi jāizvērtē ietekme šim lēmumam, jo ietekme noteikti būs vērojami daudzās nozarēs - transportā, jomā un citās ekonomiskajās jomās. Tādēļ ir jābūt pilnīgi skaidram laika grafikam, lai visiem būtu pienācīgi daudz laika pielāgoties izmaiņām. Tāpat arī ir skaidrs, ka mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai izvairītos no jebkādas, jebkādas sajukuma Eiropas iekšējā tirgū. Un mums uh, ir jā, jāno, jāpaveic savs mājas darbs, lai jaunā sistēma būtu pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk. Un tagad Millers kundze lauksaimniecības komitejas vārdā. Paldies! Uh, lauksaimniecības lauka attīstības komitejas ziņojumā esam norādījuši vairākus uh, būtiskākos punktus. Pašlaik Eiropā ir trīs dažādas laika zonas, un zinātniskie pētījumi pierāda, ka sezonālajā laika maiņām ir ietekme uz bioritmu, uz uh, cilvēku veselību un arī uz dzīvnieku veselību. Uh, gan mazu bērnu vecāki, gan arī lopaudzētāji Eiropā skaidri zina, kādu ietekmi atstāja šī uh, sezonālā laika maiņa divreiz gadā. Tagad ir pieņemts lēmums, ka laika maiņa tiks izbeigta 2021. gadā, bet līdz tam ir jā, jā, jāatrisina vairāki jautājumi. Iekšējiem tirgum ir jāturpina veiksmīgi funkcionēt. Pilnīgi noteikti ir jānovērš tas, lai tiktu uh, radīts tāds uh, daudzu dažādu joslu pastāvēšana. Lai rastos vairākas uh, dažādas laika joslas e Eiropā. Uh, uzskatu, ka mums vajadzētu nonākt pie šīs sezonālās laika izmaiņas izbēgšanas pēc iespējas ātrāk, bet pirms tam veiksmīgi sadarbojoties un koordinējot priekšdarbus. Paldies, un tagad Svobodas kungs. Paldies, priekšsādātāja komisārs kundze. Ziņojums par uh, sezonālās laika maiņas izbēgšanu par ko ir paredzēts balsojums rīt, ir tāds kompromiss, ko pilnībā atbalstu. Ja mēs uh, atbalstīsim šo ziņojumu, tad, manuprāt, tas būs ļoti veiksmīgs ziņojums no Eiropas parlamenta. Tas pierādīs, ka esam uzklausījuši Eiropas pilsoņu vēlmes. Un tas parādīs mūsu parlamenta vienotību. Tas, ko vēlamies panākt, ir izbeigt sezonālo laika maiņu, sākot ar 2021. gadu, jo īpaši uh, tās ietekmes dēļ, kas tiek radīta uz cilvēku veselību. Bet tajā pašā laikā mēs vēlamies uh, uh, sniegt drošību vienotajā tirgū un Tādēļ mēs vēlamies, lai būtu paredzēta iespēja izmantot deleģēto aktu un lai būtu koordinējoša funkcija paredzēta komisijai. Esmu ļoti priecīgs, ka mums ir izdevies nonākt pie šāda rezultāta līdz mūsu mandāta beigām. Es ceru, ka komisija un padomu sekos mūsu piemēram. Uzklausījām komiteju viedokli un tagad uzklausīsim politiskās grupas Eiropas Tautas partijas vārdā Vanda Kampa kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Šeit eh, es gribētu, lai jūs mm, mani saprast pareizi. Es eh, personīgi ļoti atbalstu vasaras laiku. Un eh, to pašu darīs arī cilvēki, kas nodarbojas ar vasaras sporta veidiem. Bet te tomēr ir jāpiekrīt kolēģiem, kas teica, ka mm, ja 20% Eiropas iedzīvotāju mm, izjūt problēmas dēļ laikmaiņas, tad mums tiešām ir kaut kas jādara. Mēs e, veicām aptauju, 5 miljoni piedalījās, pārējie ļoti daudzie miljoni neko neteica, un mums jāpaturprātā šī aritmētika. Mm Es eh, atbalstu transporta komitejas eh, ziņojumu. Ziņojumā bija atzīmēta arī energoefektivitāte. Tas kaut, kaut kā ir pazudis no galējā dokumenta, bet eh, jāņem vērā arī ietekmi uz iekšējo tirgu. Un ļoti žēl, ka jūs neatbalstījāt koordinācijas mehānismu, ko piedāvāja gan referente, gan ēnu referenti ir ļoti svarīgi tomēr nosargāt iekšējā tirgus apriti, tā lai transporta sektors varētu darboties veiksmīgi. Es ļoti ceru, ka jūs to ņemsiet vērā. Paldies! Nu, tālāk uh, no sociāldemokrātu grupas Jākonsārī kundze, lūdzu, vienu minūti. E, Euroopan kansalaiset ovat pyytäneet. Paldies priekšsēdātājiem. Eiropas pilsoņi ir lūguši, lai tiktu izbeigta sezonālā laika maiņa Un tādēļ šeit, Eiropas parlamentā, mūsu pienākums ir reaģēt uz šo lūgumu. Manuprāt, sezonāla laika maiņa ir kas tāds, kam jāpaliek pagātnē. To ir pierādījuši vairāki pētījumi, to pieminēja arī Ulfs Kogas kundze. Priekšrocības, ko sniedz šī sezonālā laika maiņa, ir ļoti maz, tajā pašā laikā ir būtiska ietekme uz cilvēku veselību. Risinot šo jautājumu, ļoti svarīgi paturēt prātā Eiropas perspektīvu. Dažādiem risinājumiem ir jābūt koordinētiem Eiropas Savienības dalību valstu vidū tā, lai nodrošinātu iekšējā tirgus vienotību komisijas priekšlikumā izskanēja ierosinājums, ka laika maiņa izbeigtu jau šogad. Tas, diemžēl, nebija iespējams. Es ceru, ka Eiropas Savienības dalība valstis drīz spēs vienoties un nākt pie risinājuma. Zlotovski. EKR e er grupas vārdā vien minūtes Zlotovska kungam. Paldies. Paldies, priekšsādātāji. Vairums. Uh, Eiropiešu ir izteikušies par to, ka jāizbeidz sezonālā laika maiņa. Tas ir novecojis risinājums, tam ir mazāk priekšrocību, vairāk trūkumu. Bet, manuprāt, ir ļoti labi, ka esam spējuši nonākt pie risinājuma, kas stāsies spēkā 2021. gadā. Ja Eiropas, eh, Eiropas komisijas sagatavotais eh, priekšlikums, mūsuprāt, tajā eh, ir būtiski trūkumi gan nav izvērtēti visi juridiskie aspekti. Uzskatu, ka komisijas priekšlikumu mums vajadzēja saņemt krietni vien laicīgāk. Dažādu iemeslu dēļ, ne tikai transporta jomas iespējamo problēmu dēļ. Uh, Ja nosakām, ka 2021. gadā tiks izbeigta sezonālā laika maiņa, es domāju, ka tas ir pašas katras dalībvalsts ziņā izlemt, ko tā darīs šajā jautājumā. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri! Ne jau tad, ja mēs celsimies agrāk, tad agrāk uzausīs rīts. Un, un Tieši tā ir iecerējusi transporta komiteja, lai bez steigas pārtrauktu pulksteņu grozīšanu. Mēs tāpēc esam piešķīruši vēl papildus divus gadus, lai dalība valsts varēja izlemt, vai tās izvēlēsies dienas vai vas, ziemas vai vasaras laiku eh, sakārtotā un koordinētā veidā. Tāpat ir jāgarantē, lai jaunie lēmumi neapgrūtinātu iekšējā tirgus un pamat pakalpojumu darbību. Mēs daudzi piekrītam tam, kā um, gadskārtējā pulksteņa grozīšana jāpārtrauc. Šī grozīšana var daudz uh, vairāk ietekmēt mūsu uh, veselību, nekā mēs to domājam. Tīpaši tā uh, var, ska var skart jauniešus un vecākus cilvēkus. Un tāpēc ir ļoti noderīgi izveidot eh, izvērtēšanas komisiju dalību valstīs, kura sākot ar aprīli eh, sāks izvērtēt eh, laika joslas katrai valstī, paredzēt un novērst iespējamās problēmas, un šis iepriekšējais temats dos iespēju 21. gadā pārtraukt pulksteņu grozīšanu. Turklāt komisija ir paredzējusi visaptverošas izmeklēšanas darbus, lai E, atteikšanās no pulksteņa grozīšanas neradītu vairāk problēmu nekā tās, ko mēs vēlējāmies novērst. Tāpat arī jāatceras, ka miljoniem pilsoņu piedalījās publiskajās konsultācijās, un, tas, un mūsu darbs tagad būtu apliecinājums tam, ka Eiropas institūcijas viņu viedokli uzklausa. Uh, saņemt informāciju, pieņemt lēmumus, kā arī caurskatāmā veidā pieņemt līdzsvarotas nostājas. Tādā veidā mēs varēsim veidot uzticību un arī sakārtotā veidā atteikties no pārējas, eh, no pulksteņa laika pārējas. Paldies, nākošais runātājs deputāts Da Lunde uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! atsevišķi kolēģi plenārsēdē uzdod sev jautājumu, vai tiešām komisijai nav nekā labāko darīt, kā domāt par pūks laika grozīšanu. Tas nozīmē, ka šie cilvēki nav izpratuši jau tam nozīmi. Čet, vairāk nekā 4 miljoni pilsoņi ir atbildējuši uz mūsu jautājumu, norādot, ka vi, tie vēlas atsacīties no ziemas vasaras laika pārējais. Šie ir jautājumi, kas skar ikvienu iedzīvotāju katru reizi. E, grozot pulksteni pieaug, ceļa negadījums skaits pieaug, infarktu eh, skaits. Tomēr vienlaicīgi jāizvairās no uh, dažādām uh, no ielāp veidu e, pulksteņlaika Eiropas Savienībā. Tāpēc mums ir jāparedz harmonizēta Eiropas stratēģija. Paldies, nākošais runātājs deputāti Kilonene Goja grupas vārdā. Uz, uz pusotru minūti. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, aikasääntelystä. Priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Sezonālā laika maiņa ir kļuvusi par ļoti būtisku jautājumu Eiropas Savienībā, arī manis pašas valstī, un es to ļoti labi saprotu, jo tas ir vienkāršs, konkrēts jautājums, ko var arī diezgan viegli atrisināt, un tas ir tāds jautājums, kas ir tuvs un saprotams katram pilsonim. Un bet mums tas ir jāuzņem ļoti nopietni, mums ir jāuzklausa cilvēku teiktais, mums ir jāsaprot, ka šis ir ļoti būtisks jautājums. Esam rīkojušies relatīvi ātri, un tas, ka Eh, pat ja mums neizdevās atrast risinājumu šogad vai nākamgad, bet jau tas, ka mums ir konkrēts termiņš, par ko esam vienojušies, tas ir tiešām ļoti labi un tas arī ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem. Ietekme uz cilvēku un dzīvnieku veselību ir neapstrīdama. Eh, ir skaidrs, eh, ka gaismai ir ļoti būtiska ietekme uz cilvēku veselību, uz cilvēku labsajūtu, uh, Tāpat arī ir ļoti svarīga ietekme uz uh, satiksmi, satiksmes drošību. Mums ir jāparedz uh, pietiekami daudz laika, lai mēs izvērtētu uh, jautājuma problemātiku, lai mēs nonāktu pie gudra, atbilstoša risinājuma, kas būs visu pilsoņu interesēs. Paldies! Puto, prego, Daniela, un minūtu. Un tagad Ajūdā kundze. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl nevaru piekrist šiem priekšlikumiem vairāk iemeslu pēc. Pirmkārt, nav adekvāti izvērtēta ietekme. Komisija to nav īstenojusi, un mēs nezinām, kādas būs negatīvās sekas videi, e, cilvēku dzīvei un citos aspektos. Direktīvas mainīšana būs ar e, ietekmi, kas nav pietiekami izvērtēta tā tirzniecībā, lauksaimniecībā, transportā var tikt sa sagrozīt konkurenci un enerģētikas, enerģijas ziņā var notikt enerģijas pieaugums. Eh, Pulksteņu pārēja katru gadu deva iespēju ietaupīt ievērojumu enerģijas daudzumu, un eh, jaunu likuma projektu pieņemšana var būt kaitīga. Eh, otrais aspekts, kas nav pieņemams, ir dalību valstu iespēja izvēlēties jau piemērotāko eh, ziemas vai vasaras laiku, ja nav harmonizēta ietvara Eiropas Savienībā. Nu, un ir kāda zinātniska pamatojuma tam, ka eh, pulksteņa laika pārēja negatīvi ietekmēt veselību vai drošību. Tāpat uh, arī pilsoņu konsultācija netika pietiekami organizēta. Paldies! Nākošais runātājs deputāta Milēna. Divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji! katru pusgadu grozīt pulksteni, um, ir kļuvusi par bezjēdzīgu pasākumu. Enerģijas ietaupīšana vairs nav kvantificējama. Un nekas nepierāda liederību šādai grozīšanai. Šāda pārēja no ziemas uz vasaras laiku uh, rādā dažādas eh, personiskas traucējumus, kas var eh, ietekmēt gan cilvēku, gan dzīvnieku, gan augu fizioloģiju. Pēc eh, vienmēr komisija ir domājusi par tirgus vērtībām, alfa un omega ir tirgus E, Pulksteņu grozīšanai ir jābūt par nepieciešamību, kas ir pamatota, bet atstājot leģitīmu izvēli katrai dalību valstī izvēlēties savu laikjoslu, Eiropas Savienība e, par, dod iespējas jaunām grūtībām, kā tikai Eiropa to prot izdarīt. Un vēloties iejaukties Eiropiešu ikdienas dzīvē. Vienmēr labklājības vārdā Brisele ir izveidojusi bremžu sistēmu. Uh, Eh, tad, kad viss pierāda, ka nebija um, vajadzības noteikt kādus ierobežojumus, tad šādu ierobežumu atcelšana izrādās vēl sarežģītāk. Šie teksti ir eh, pilnīgi viss izņemot atbrīvojoši. Mainīsim šo Eiropu. Paldies! Mēs tagad uzklausījām politisko grupu runātājus, un mēs varam tagad pāriet pie runātājiem, eh, zilās kartītes ietvaros. Koha kungs, mums ir jāsaprot, kas ir vairs nav nepieciešams, kas nefunkcionē. Un es domāju, ka ir pienācis laiks sezonālajām laika maiņām. Ir jāizbeidz tas, kas atstāja ietekmi uz 20% no Eiropas Savienības pilsoņu veselības. Uh, šim fenomenam ir negatīva ietekme uz uzņēmējiem, uz satiksmes drošību, uz dzīvnieku bioritmiem. Sezonā, tagad tā, to atbalsta arī cilvēki, kas varbūt iepriekš bija pret sezonālo laika maiņu. Ja mēs at, atteiksim to, atteiksimies no direktīvas par vasaras laika maiņu, nenozīmē jau, ka vasaras laiks beigsies pats par sevi. Tas paliks dalībvalstu ziņā, vai tās izvēlēsies izmantot vasaras laiku vai nē. Un tieši tādēļ tik svarīgs ir atbilstošs sadarbības un koordinācijas mehānisms. Manuprāt, ar trīs laika zonām Eiropas Savienībā būtu absolūti pietiekami. Paldies! Prēgu minūto! Nekov kungs. Priekšsēdētāji, komisārs kundze, kolēģi. Par šo jautājumu esam diskutējuši jau neskaitāmas reizes. 84% Eiropas iedzīvotāji piedalījās publiskajā konsultēšanās procesā. Un uh, Šī apspriešanās ir notikusi ļoti mm, plaši, un uh, lielākais vairums ir atbalstījis sezonālās laika maiņas apturēšanu. Un zinātniskie uh, atklājumi arī norāda, ka šāda laika maiņa ir neproduktīva, tā nes ļaunumu veselībai, kā arī ļoti negatīvi ietekmē lauksaimniecības ražošanu. Un šis jaunais priekšlikums veidot jauno koordinācijas mehānismu ir ļoti labs, es to atbalstu. Un es arī aicinu padomē īstenot līdzsvarotu pieju, atbalstīt direktīvas pieņemšanu un arī to bez kavēšanās. Tādā veidā mēs uzklausīsim mūsu iedzīvotāju viedokli Demesmākar kungs. Paldies! Arī man delegācija uzskata, ka mums vajadzētu izbeigt šo laika grozīšanu divreiz gadā. Uh, Tādā veidā mēs atvieglosim dzīvi mūsu iedzīvotājiem ir konstatēts, ka šāda laika maiņa, pulksim grozīšana nenes nekādu energo ietaupījumu, kā sākotnēji bija domāts. Un ir arī dažādas pretrunas Sanāk tā, ka mēs varam arī pārkāpt šo te harmonizācijas ideoloģiju. Mēs nedarbosimies tā kā mūsu kaimiņi, bet uh, mēs nedomājam par to, kā atvieglot cilvēku dzīvi, drīzāk domājam par to, kā sarežģīt, un jau sarežģījam arī apriti iekšējā tirgu. Ir nepieciešams strādāt pie koordinācijas mehānisma, tā ir ļoti laba institīva. Uh, Um, un um, mums jādomā par mūsu tautsemniecību, par ekonomisko zonu un nedrīkstētu nekādā veidā ierobežot ekonomisko apriti. Un um, mums ir jāizvērš ļoti plaša diskusija, bet par pamatu ir jāņem objektīvi dati savstarpēji jārunā un jākoordinē mūsu lēmuma aizsniedz kundze tā vienu minūti. Mikrofonu! Okay, nun, also, Grazie! Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin! Paldies priekšsādātāji komisārs kundze, kolēģi! Kad sākām, kad tika ieviesta sezonāla laika maiņa, mērķis bija ietaupīt enerģiju. Eh, tajā pašā laikā bija arī mērķis eh, samazināt eh, negadījumu skaitu satiksmē, bet tad pēc kāda laika tika konstatēts, ka laika maiņai bija negatīva ietekme uz bērnu sniegumu skolā. Uh, Un arī domājot par eh, cilvēku veselību, tika pēt, izpētīts, ka laika maiņai var būt negatīva ietekme uz eh, cilvēku veselību. Un eh, tad, kad tas viss tika konstatēts, kādēļ Eiropas Savienība tik ilgi pie, pieturējās, Ķīna un Krievija jau sen ir atteikusies no šīs nevajadzīgās laika maiņas. Un, ja domājam par uh, piemēriem Eiropā, piemēram, Šveicē. Cilvēki to atbalstīja, viņi varēja vienoties par risinājumu, un esmu pārliecināta arī, ka mums izdosies vienoties un nonākt pie risinājuma. Minutes for you. Viena minūte, Kārverkungs, komisārs kundze, esmu piecus gadus šeit parlamentā. Daudz kas ir mainījies, bet viena lieta gan nav mainīsies. Šī doma, ka Eiropas Savienība zina, ko darīt vislabāk. Un šeit es gribētu atbalstīt tos, kas saka, ka nav pietiekami daudz pierādījumu par to, lai atceltu sezonālu laiku maiņu. Uh, Um, mēs gribam runāt par harmonizāciju dēļ harmonizācijas. Te atkal ir jāatzīst šis te subsidiaritātes trūkums. Atkal nu, Eiropas Savienības intereses tiek, lik, tiek liktas priekšgalā, netiek ievērotas valstu intereses. Um, mēs esam gatavi rādīt piemēru. Mēs uzskatām, ka šī laika maiņa ir jānosaka saskaņā ar ekonomiku un geogrāfiju un nevis ar ES institūciju lēmumu. Un eh, tad, kad mēs lēmām par eh, Eiropas Savienības eh, atstāšanu, mēs varēsim lemt par savam un ignorēt šo priekšlikumu. Paldies. Tālāk Meidels kundze, pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Un kolēģi, šodienas diskusijas skaidri rāda, ka mēs ieklausamies mūsu mm, iedzīvotāju viedokļos, kā jau šeit izskanēja, 84% Eiropas iedzīvotāju skaidri ir pauduši savu viedokli par to, ka sezonāla laika maiņa būtu jāpārtrauc. Un arī IMCO komitejā mēs aktīvi strādājām pie šī priekšlikuma. Pētījumi rāda, ka laika maiņa palielina bezmiega iespējamību, cilvēki kļūst mazāk uzmanīgi, notiek uh, vairāk satiksmes uh, negadījumu, notiek nelēmas gadījumu darba vietās, tas ir pierādīts. Pagātnē, tad, kad sezonāla laika maiņa tika ieviesta, tad galvenais arguments bija energo taupīšana. Bet eh, šobrīd tas vairs nav būtiski. Nekāds ekonomisks arguments nevar būt spēcīgāks kā cilvēku veselības apsvērumi. Mēs ieklausamies mūsu iedzīvotājos, mēs uzskatām, ka šīs bažas, ko pauduši viņi ir jāņem vērā. Uh, Un tāpēc uzskatām, ka 21. gadā vēlākais būtu jāpārtrauc uh, sezonāls laika maiņas, un uh, padomē ir jālem par to. Paldies. Tālāk vienu minūtu Nikolsonu kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzklausīju runātājs, uh, kas teica, ka varbūt tas nav tik svarīgs jautājums šobrīd. Es gan tam nepiekrītu. Uh, Šobrīd mēs tiešām redzam, cik daudz problēmas izraisa šī laika maiņa Eiropā. Un mm, te mēs atkal redzam kārtējo pierādījumu tam, ka lemšana nenotiek efektīvi. Uh, Eiropas komisija jau skaidri parādījusi, ka nav pietiekami daudz zinātnisko pierādījumu, lai mainītu laiku. Es nāku no Ziemeļīrijas, šobrīd mums ir ļoti daudz problēmas ar backstop, ar Brexitu un citām lietām, un man šķiet, ka, ka tas ir pilnīgi nenormāli, ja pāri robežai esošā teritorija atradīsies citā laika zonā. Mani tuvākie kaimiņi būs citādā laika zonā, visas vietas īrijā būs citā zonā. Tas nav jēdzīgi un tas nav normāli, un tāpēc es aicinu visus deputātus rīkoties pareizi un noraidīt šo priekšlikumu. Paldies. Pusotru minūtes Līzes kungs. herr präsident! Paldies, priekšsēdētāji. Kādēļ darīt kaut ko vienkārši, ja varam visu sarežģīt? Nu, tā varētu raksturot situāciju padomē un arī šajā parlamentā. Kādēļ rīkoties vienkārši, ja varam lietas sarežģīt? Absolūts cilvēku vairākums Eiropas komisijas organizētajā interneta aptaujā uh, Nu, Tātad tika norganizēta šāda aptauja, un vairākums cilvēku norādīja, ka viņi nevēlas laika maiņu. Ir arī pierādīts, ka laika maiņai ir ietekme uz veselību. Un ir uh, kļuvis pilnīgi skaidrs, ka sezonālā laika maiņa nerada nekādas priekšrocības, un tieši tādēļ tā mums ir jāizbeidz. Un eh, dzirdējām arī ļoti daudz eh, argumentus, un manuprāt, nav nekādu pārliecinošu eh, argumentu pret priekšlikumu. Ja tad rastos tāda situācija, ka katrai valstī ir iespēja izvēlēties pašai savu laiku. Tas ar pašreizējo regulējumu iespējams nebūtu, tādēļ mums ir jāizveido koordinācijas mehānisms. Lūdzu, rītdien atbalstīsim transporta komitejas sagatavoto priekšlikumu rītdien, un tad piespiedīsim tālāk rīkoties arī padomi. Tagad Lukaševskas kundze. Paldies priekšsādātāji, paldies komisārs kundzei. Varētu domāt, ka sezonālās laika maiņas uh, izbeigšana ir tāds skaidrs un neapstrīdams jautājums. Ja pat par tik vienkāršu jautājumu mēs nevaram vienoties, kas tad notiks ar sarežģītākiem jautājumiem, bet jebkurā gadījumā es priecājos, ka. esam spējuši reaģēt uz zālē jau vairāk kārt pieminēto vairāk kā 4 miljonu pilsoņu lūguma, lūgumu izbeigt sezonālo laika maiņu, tika pieminēti ekonomiskie, veselības un citi aspekti. Tie visi pierāda, ka šāda laika maiņa vairs nav nepieciešama. Bet, protams, arī šajā diskusijā pierādās, ka mums ir ļoti grūti vienoties un atkāpties no ierastajām praksēm. Uh, bet uh, pat ja nav nekādu argumentu, kas būtu par sezonālās laika maiņas saglabāšanu. Es saprotu, ka dalībvalstīm ir nepieciešams zināms laiks, lai tās varētu sagatavoties izmaiņām, bet uzskatu, ka komisijai nevajadzētu pieļaut vēl tālāku priešlikumu īstenošanas atlikšanu. 21. gads tam vajadzētu būt galīgiem termiņam. Paldies, Galīkungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, savā mūža garumā nekad neesmu saskatījis neko sakarīgu šajā laikmaiņā, un tad, kad es ierados parlamentā, es eh, sāku strādāt darba grupā, kur mērķis bija nodrošināt laika maiņas pārtraukšanu. Mēs strādājām 5-6 gadus, savācām dažādas faktus, pierādījumus no zinātniekiem, mēs analizējām ietekmi uz veselību, enerģi, eh, energotaupīšanu un tā tālāk. Un tālāk Junkera kungs ierosināja pārtraukt šo laika maiņu šogad, pamatojoties uz komisijas priekšlikumu, par pamatu tika ņemti šie 84%, kas atbalstīja laikmaiņas pārtraukšanu. Tiešām šeit mēs redzam, ka tautai nobalsojas norādot savu vēlmi, un es gribētu teikt, um, kolēģiem. Būsim efektīvi, lai nebūtu tā, kā Nikolson kundze teica, kā, kā darīt tā, lai nebūtu tāda harmonizācija, lai dalībvalsts varētu objektīvi koordinēt um, savu laiku. Paldies, uh, tālāk šais Pierika kundze. Paldies, uh, priekšsēdētāja komisārs kundze. Tika veikts pētījums vai aptauja Eh, tur piedalījās ļoti daudz iedzīvotāju un apsluties vairākums atbalstīja laika maiņas pārtraukšanu. Mēs vairs eh, neizmantojam kā argumentāciju energoresursu taupīšanu. Te jau ir pierādījumi, kas eh, norāda, ka īpaši nekas netiek taupīts. Mēs analizējam bioritmus, veselību, arī šos bioritmus dažādā izpausmē mēs ņemam vērā ļoti nopietni. Mums ir jānodrošina uh, arī koordinēšana starp eh, valstīm. Tas ir ļoti svarīgi, jo pretējā gadījumā mēs nebūsim izpildījuši mūsu solījumu. Es eh, tiešām ticu Somijas prezidentūrai, mums vajadzētu pārtraukt šo problēmu. Katru gadu 500 miljoni iedzīvotāji cieši no laika maiņas. Eh, Tā ir mm, patiesa problēma. Uh, Un šī te aptauja bija ļoti liederīga, īsnībā norādīja uz konkrētām problēmām, ko izraisa uh, sezonas laika mājiņa. Um, mēs uzklausījām dažādas komitejas, septiņas, uh, jo īpaši ieklausījāmies transporta komitejā. Transporta komitejā tika spriest par transportu, bet ne tikai, arī par to, kā tas ietekmē visu cilvēku dzīvi. Paldies, uh, Žēk Pierikungs jums, kundze, jums ir jautājums, zilās skatīts jautājums, vai jūs pieņemsiet šo jautājumu? Šā ir pieri kundze. Man, Van Miltenberg kungs uzdod jautājumu. Paldies, Šrājer Pieriks kundze. Jūs dzīvojat pie mm, Nīderlandes Vācijas robežas. Varētu būt, ka jums būtu jāievēro dažādi pulksteņu laiki. Viens laiks jūsu valstī, viens blakus valstī. Kādā veidā jūs skaidrosiet cilvēkiem, kas dzīvo pierobežā šo faktu, ka viņiem būtu jādzīvo dažādās mm, laika zonās? Kā jūs mm, saskatāt šo situāciju? Vai tas nefragmentēs tirgu? Ko, kā jūs skaidrosiet? uzlabosiet šo situāciju arī uzņēmēji, kas strādā pie robežām. Eh, Šrēra Pieriks kundze. Paldies kolēģim no Nīderlandes par šo jautājumu. Ko es varu pateikt? Eh, Noteikti Nīderlandieši un vācieši varēs eh, nu, sarunāt savā starpā, un mēs vienosimies par kopīgi pieņemamu laiku. Mums Eiropas Savienībā šobrīd ir trīs dažādas laika zonas. Uh, Uh, mēs gribam ieklausīties visos iedzīvotājos. Jūs interesē tikai uzņēmēju viedoklis. Es īstenībā ieklausos plašāk, esmu aptaujājis dažādas ieinteresētos 12 gadu garumā. Esmu strādājis pie šī jautājuma arī mūsu parlamentā. Paldies tālāk, Žiba kungs. Vienu minūtu. Tutaj kończymy lata wysiłku wielu osób. Poprzednie... Šīs diskusijas ir rezultāts vairāk gadu garumā ilgušām diskusijām, sarunām, darba grupās, dažādu komiteju ietvaros, un arī tas ir darba grupas darba rezultāts, un tas ir vainagojies ar sagatavoto ziņojumu. Vairākos nacionālajos parlamentos - Somijā, Polijā un citviet diskusijas turpinās, bet jautājums nav jauns sabiedriskā aptauja parādīja, ka vairāki miljoni Eiropas pilsoņu vairs nevēlas, lai notiktu sezonālā laika maiņa. Bet tajā pašā laikā ir jānodrošina laika zonu koordinācija pašlaik noteiktais termiņš, nu jā, droši vien labāk vēlāk nekā nekad. Un eh, ir eh, pierādīts, ka eh, laika maiņa radīja vairākas problēmas dažādos aspektos, un tagad, es domāju, ir īstais laiks izbeigt šo sezonālo laika maiņu, pat ja gan rezultāts tiks sasniegts vēlāk. Paldies, un tagad Langena kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Neviens neapstrīdēs, ka laika maiņai var būt ietekme uz veselību nelielai cilvēku daļai. Ir neapstrīdami, ka cilvēkam vajag sauli, vajag saules gaismu, un tagad ārsti mums norāda, ka uh, sūdzības uh, ir sanā, saņemts tik lielā apmaiņā, ka tagad laikam mums ir jāizbeidz laika maiņa. Uh, visi atsaucās uh, uz uh, tiesā, uh, tiešsaistes aptauju, bet uh, Uh, gala beigās jau šajā aptaujā piedalījās tikai va nedaudz vairāk kā 1% iedzīvotāju. Un arī šajā sanāksmes zālē ir mazāk kā 2% no kopīgā deputātu skaita. Es nedomāju, ka šis priekšlikums ir pamatots, tam būs negatīva ietekme uz iekšējo tirgu. Un ir, manuprāt, pilnīgi skaidrs, ka es balsošu pret to. Un es jau tagad priecājos par 30. martu 19. gadā, ka mēs atkal pāriesim uz vasaras laiku. Paldies! Un tagad vārds Petarlas kungam. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, kolēģi. Es ļoti atzinīgi vērtēju paredzētās izmaiņas un es ceru, ka mēs pēc iespējas ātrāk beigsim sezonālās laika maiņas. Uh, ne tikai ekonomisko apsvērumu dēļ. Cilvēks ir vissvarīgākais. Senā laika maiņā ir negatīva ietekme uz cilvēku fizisko un garīgo veselību. Sežnālā laika maiņa var uh, veicināt uh, dažādu būtisku veselības problēmu, sāsināšanos, pieaugā darba negadījumu skaits, Un pirmajā brīdī pēc sezonālās laika maiņas tiek vērots arī satiksmes negadījumu skaita pieaugums. Ir acīm redzama, ka ir pietiekami daudz labu iemeslu, lai mēs atteiktos no sezonālās laika maiņas. Ceru, ka tas neradīs papildu problēmas, jo galvenais mērķis jau ir atvieglot cilvēku dzīvi. Neviens negribētu, lai desmit kaimiņu valstīm būtu dažā desmit atšķirīgas laika zonas. Atgriezīsimies pie dabas likumiem un ceru, ka spēsim nodrošināt koordināciju Eiropas līmenī. Priekšsēdētājs. Pēterlis kungs, jums ir zilās kartītes jautājums, vai to pieņemsiet? no Langena kunga. Pavisam īsi jautājums. Cienījamais kolēģis, uz ko viņš balsta savu apgalvojumu, ka ir dažādu veselības problēmu sācinājums, jo īpaši triekus gadījumu skaits sācinājums. Nekāda pētījuma to nepierāda. Es balstos uz pētījumiem, ko apkopoja mani eksperti, mani darbinieki, un esmu pārliecināts, ka viņi uh, atrada pareizus faktus un piedāvāja man pamatotus argumentus. Paldies, un tagad Van Dālena kungu. Paldies, priekšsēdētāji. Tagad Tas ir palicis dalībvalstu ziņā izlemt, vai tās vēlas uh, ziemas, vasaras laiku vai nē, bet es nekādus uh, neesmu dzirdējis pietiekami pārliecinošus argumentus dažādās komitejās ir izskatīts šis priekšlikums, tiek izvirzīti dažādi veselības argumenti, bet, manuprāt, tie nav pienācīgi pamatoti. Ir izskanot, izskanējuši apgalvojumi, ka tiks uzlabota satiksmes drošība, bet atkārši argumenti mani nepārliecina. Jautājums ir kļuvis drīzāk emocionāls nekā šī diskusija ir kļuvusi emocionāla nekā racionāla. Es domāju, ka šis priekšlikums tikai radīs lielāku fragmentāciju, lielāku samulsumu iekšējā tirgu. Vairāki kolēģi jau pieminēja šo problēmu, kas varētu rasties ar ļoti sadrumstalotu laika zonu ieviešanu Eiropā. Un, manuprāt, tā, es domāju, ka mums šo priekšlikumu atbalstīt nevajadzētu. Paldies! Un tagad pāriesim pie brīvās mikrofona procedūras. Nē, ir vēl viens zilās kartītes jautājums. Kolēģi, Vandālenkungs, vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? no Pieriks kundzes. Paldies, priekšsādātāji. Jā, šī kļūst par tādu nīderlandiešu diskusiju. Manā valstī, no manas valsts ir vairāk kolēģi šajā parlamentā, kas nav pienācīgi izskatījuši un iepazinušies ar šo tekstu. Uh, Vairāk kā piecu gadu garumā kolēģi strādājuši pie šī jautājuma ar visdažādākiem ekspertiem, ar medicīnas darbiniekiem, ar ceļu satiksmes ekspertiem, un viņi ir nonākuši pie šāda risinājuma. Un, manuprāt, ir nepamatoti teikt, ka viņu argumenti nav pietiekami spēcīgi. Es jums varu apliecināt, esam gadiem strādājuši pie šā jautājuma. Lūdzu, iepazīsieties ar pierādījumiem. Priekšsēdētāji, tik tiešām notika uzklausīšana parlamentā komentāru veselu rindu ekspertiem, kas tika uzklausīti, un eksperti eh, bija pretrunā viens ar otru. Nav galīgās analīzes, kas būtu um, visaptveroša la, šī priekšlikuma sakarā. Un ko tad mēs darām? Mēs paļaujamies emocijām, sakot, ka uh, to vēlas Eiropas pilsoņi, bet tas ir viens procents pilsoņu. Paldies! Tagad mēs varam pāriet pie brīvā mikrofona procedūras, un mēs varam. Eh, mēs pieļāvām eh, izņēmumu procedūru, jo zilās kartītes jautājumi parasti netiek uzdot vienas eh, politiskās grupas ietveros. Bet tā kā šī bija ļoti aizraujoša debate, tad Mēs dosim vārdu tagad um, brīvā mikrofona procedūrai. Indreks Tarants, paldies priekšsēdētāji. K, uh, e, ķeizara e, Vilhelma un e, cāra Nikolaja izgudrotie pasākumi, kurus turpināja uh, Eh, pēc tam eh, citas lielvaras, tie ir jāpārtrauc. Eiropa ir miera projekts, un šķiet, ka šī pulksteņa grozīšana pēdējās atliekas no otrā pasaules skara. Tiksim no tā vaļā. Mums nevajadzētu eh, dot papildu laiku padomēji vai jums, citādi domājumiem, kuri vēlas dzīvot, turpināt dzīvot obskurantismā. Uh, tiek pies, piesaukti e, dažādi sadrumstaloti iekšējā tirgus apsvērumi, e, bet tas neiztur kritiku. Tokijas un Ņujorkas biržas spēja strādāt arī atšķirīgos laikos. Paldies! Nākošais zilās kartītes netiek atļauts šajā Eh, brīvā mikrofona procedūrā. Nākošais runātājs kolēģis Šrēliks. Davos. Preg. Davos Švērs. Paldies, priekšsēdētāji, eh, kolēģi, komisāri Bulčā. Mēs runājam par tematu, kas ir būtisks mūsu pilsoņiem, bet palūkosimies atpakaļ. Vispirms, strādājot darba grupā, es no paša sākuma atbalstīju atteikšanos no pulksteņa grozīšanas. Tomēr es vēlētos jautāt kolēģiem, kuriem ir pretargumenti, vai un kādi argumenti tika izmantoti tad, kad, tika iz, eh, tad, kad notika pirmā eh, pāreja no, no eh, ziemas uz vasaras laiku. Un kuri tad bija tie pētījumi, kas apliecināja šo pamatotību, un kuri tad bija tie pilsoņi, kur atbalstīja šādu sistēmu? Piemēram, Horvātijā 20. Uh, tu, eh, Horvātija ļoti daudz atbalsta šādu atsacīšanos no pārejas. Nākošais runātais Pimenti Lopeši. Paldies, priekšsēdētāji. Debats par attiekšanos no eh, pārejas no ziemas un vasaras laika nevar tik atrautas no katras valsts geogrāfiskām kultūras un citām īpatībām. Tad, kad mēs runājam par vienotā tirgus labu funkcionēšanu un Šajā gadījumā jāpatur prātā, ka nav nekāda oficiālā viedokļa no zinātniekiem ne par to, kāda ir labuma vai e, kaitējumi, no, š, e, ko e, paredz šāda pulksteņa grozīšana. Tāpat arī atcerēsimies to, ka lai pulksteņa laika zonas noteikšana ir dalībvalsts kompetence. Tāpat jāpatur prātā arī un jārēķinās ar iedzīvotāju vēlmi, ar zinātniskās, eh, eh, zinātnieku atzinumiem par to, kādu lēmumu mēs pieņemsim šajā sakarā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Blanko Lopes, pēdējais runātājs brīvā mikrofona procedūrām. Mikrofonu, mikrofonu. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Paldies, priekšsēdētājs. Pārējai no ziemas vasaras laiku ietekme ikdienas dzīvi cilvēkiem ir, ir ar savu ietekmi ekonomikā, drošībā un ietekmi uz pilsoņu dzīves kvalitāti. Tāpēc nevar viegli prātīgi izturēties pret šādu priekšlikumu. Komisijas priekšlikumam ir pietrūkst visaptveroša izvērtējuma. Tas attiec gan uz direktīvu 2084, gan arī šis teksts nevar, eh, nedrīkst pieņemt sasteigtus lēmumus. Šādi lēmumi var izveidot robežas tur, kur agrāk tādu nepastāvēja. Un ar šīm debatēm mēs redzam, cik nepieciešami ir analizēt un dziļi analizēt to ietekmi, kāda būtu šādam lēmumam. Paldies! Un tagad dodam vārdu atbildēji komisārei Violetai Bulčai. Grācie, prezident! Paldies, priekšsādātāji! Godājumie deputāti! Es ļoti rūpīgi uzklausīju visas šīs aizrautīgās diskusijas, un pirms es sniedzu tālākus komentārus, vēlos prec precizēt vienu būtisku jautājumu par lēmumu par laika zo zonu pieņemts. Ir nacionāla prerogatīva, un kā jau tas izskanēja šodien, Eiropas Savienībā ir trīs laika zonas, un tas nekādā veidā neapgrūtina iekšējā tirgus darbību. Tāpēc es aicinu jūs šo apstākļu ņemt vērā, izsakot komentārus par šo tēmatu. Un tā kā es vēl aizvien redzu zināmu pretestību jūsu komentāros, tad es redzu, kāpēc ilgas un rūpīgas iepazīšanās jūs esat gatavi pieņemt savu nostāju atbilstoši sākotnējiem priekšlikumam, kurš izskanēja pagājušajā gadā. Šis ir ļoti svarīgs vēstījums Eiropas pilsoņiem, jo anketā par uh, laika joslu piedalījās desmit reizes vairāk dalībnieku nekā jebkurā citā konsultācijā Eiropas eh, Savienības līmenī. Tātad šis aspekts mūsu iedzīvotājs interesē un mūsu pienākums ir atbildēt šo problēmu var uzskatīt par sarežģītāku nekā sākotnēji tā liekas, un galvenokārt tas uh, skar kompetenci dalījumu starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību, un tas nav kaut kas, kas uh, parādās uh, tikai šobrīd. Šeit ir runa par to, kā kompetenci dalījums pastāv, un tas ir jāņem vērā pieņemot lēmumus. Kā jau es sacīju, komisija savu pilnvaru ietvaros apņemas cieši sekot šīs direktīvas īstenošanai, un mēs strādāsim, lai nepieļautu nekādas pārejas eh, darba pārāvums Eiropas ekonomiskajiem operatoriem. Un tāpat es ticu arī tam, ka ikviena dalībvalsts apzinās šo aspektu un e, ka dalībvalstis tuvāko mēnešu laikā izdarīs izsvērtas un koordinētas izvēles. Bet šeit ir runa par dalībvalstu izvēli. Komisijai ir jāseko tam, lai lēmums tiktu visiem pieņemts vienlaicīgi, un pie tā arī mēs strādāsim. Tāpat es pat aicinu dalībvalstis Eh, atkarībā no tā, kādu laika jūs, eh, pie kura laika tās vēlēsies palikt, īstenot nacionāla līmeņa konsultācijas, lai lēmumi varētu tikt pieņemti demokrātiskā un caurskatāmā veidā. Un nu, noslēgumā es vēlreiz vēlos jums pateikties, pateikties referentiem un deputātiem pār to laiku, kas tika ieguldīts strādājot pie šī dosie, un arī pieņemot tekstu parlaments būs gatavs turpināt sarun, sarunas ar padomu šajā jautājumā un pabeigt darbu pie šī jautājuma Som, Somijas prezidentūras laikā. Veiksmi darbā un paldies par uzmanību. Paldies komisārei! Un Tagad es dodu vārdu referentei Maritai Ulfskogai. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, jums visiem, kuri šodien izteica savus viedokļus un pārdomas. Es domāju, ka šīs ir vienas no visinteresantākajām debatēm, kādas mums ir bijušas Eiropas parlamentā pēdējo gadu laikā. Tas nozīmē, ka šis temats skar mūs visus. Tāpat arī tas nozīmē to, ka. Un ņemot vērā, ka transporta komiteja mūs atbalsta, jūs zināt, ka transporta komiteja nekad uh, nenāktu klajā ar avantūristiskiem priekšlikumiem un nedomājot par to, kādas tiem būs sekas. Es eh, savā laikā biju savā valstī kultūras ministre. Eh, varam, do, varētu domāt, ka kultūras nozara ir radošāka, bet transporta joma ir tā, kurā ir stingri jāstāv ar abām kājām uz zemes. Taču uh, Eh, viss liecina, ka ir vēlams atteikties no ziemas vasaras laika pārējais. Tāpat ir dalībvalstīm jārod iespēja sadarboties, izvēloties laika joslu, kas apliecinātu, ka mums ir uh, vienots tirgus. Nē, šeit nav runa par kādu pastiprinātu federālismu, vienkārši par praktisku pasākumu, kas dos iespēju mums gan ekonomizēt, gan pasargāt mūsu pilsoņu veselību. Tāpēc es tik cītīgi strādāju pie šī jautājuma, un es vēlos vēlreiz pateikties jums par šīm ļoti aizrautīgajām diskusijām, kurās klausīties. Es konstatēju, ka Kopā mēs varēsim pieņemt lieliskus lēmumus šajā un arī citās jomās. Paldies vēlreiz par jūsu dalību. Paldies referentei. Debatas beidzam, balsojums notiks tuvākajās dienās. Paldies komisārei Bulčai! Un tagad mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir elektroenerģijas iekšējs tirgus. E, mūsu rīcībā ir divi ziņojumi, ko ir sagatavojis Iežis Buzeks, un viens ziņojums, ko ir sagatavojis Mortens Petersens. Priekšsēdētāja komisāra Kaņete, kolēģi. Uh, Eh, šodien man ir tas gods eh, pārstāvēt Buzeka kungu un referentu. Eh, referents Kariņā kungs veiksmīgi noslēdza sarunas ar komisiju un padomi, un tagad viņš ir kļuvis par Latvijas premjerministru. Un tad ir tā, ka tīri chronoloģiski tā esmu es, kas aizstāv šo ziņojumu, bet es vēlējos pateikties tiešām visiem par ļoti veiksmīgo sadarbību un efektīvajām sarunām. 2016. gada novembrī tika uzsākta diskusija par tīro enerģiju. Elektroenerģijas pakotne bija visplašākā un ar vistālajošāko ietekmi no visas pakotnes. Par ko konkrēti tad šeit ir runa? Regula paredz jaunus noteikumus Eiropas elektroenerģijas tirgu, kas pēdējos gados ir ļoti būtiski mainījies. Visdažādāko tirgus dalībnieku lomas ir arī būtiski mainījušās, un tādēļ ir tik ļoti svarīgi, lai no jauna tiktu veidots Eiropas elektroenerģijas tirgus, lai tas tiktu pielāgots notikušajām pārmaiņām. Ir jānodrošina tas, ka investīcijas nonāk ilgspējīgos enerģijas avotos, un ir jānodrošina arī labāka sadarbības starp dalībvalstīm un reģioniem. Un Tādēļ elektroenerģijas tirgus saņem iegūst šādu centrālu lomu, un par to arī runā regulas priekšlikums. Šajā direktīvā tiek runāts arī vairāk par patērētāju aizsardzību. Un tad, lai pieminētu konkrētāku piemēru, tad nākotnē saņems patērētāji konkrētus rēķinus, uh, ar sadalītu sīkāku izvērsumu par to, ko ka katra komponente nozīmē. Un nākotnē tas būs būtisks jautājums. Šī informācija tiks sniegta skaidri un nepārprotami, tiek paredzēta arī īpaši tam veltīta mājaslapa, kurā Eiropas Savienības pilsoņi spēs salīdzināt cenas un tarifus un izdarīt atbilstošas izvēles. Eiropas parlaments ir īpašu uzmanību pievērsis mazāk aizsargātajiem elektroenerģijas patērētājiem. Energonabadzība ir reāla problēma dalību valstīs, daudzās dalību valstīs, un tagad mums ļoti rūpīgi jāsako tam, lai regulējums būtu atbilstošs, lai cilvēki, kas ir šajā energonabadzībā, lai viņi saņemtu nepieciešamo atbalstu. Komisija ir piesaistījusi uh, plašu ekspertu loku. Uh, vēlos pateikties komisāram Kaņetem par ļoti efektīvo viedokļu apmaiņu. Sarunas bija ļoti sarežģītas, arī Austrijas prezidentūra uh, veica būtisku ieguldījumu, lai mēs panāktu progresu un varētu virzīties uz priekšu. Notika pavisam sešas trialogu sanāksmes. Uh, kas ilga 16, 17 stundas katra, un tas ir tiešām milzīgs panākums, kad mums ir izdevies pabeigt darbu pie šī ļoti smagnējā dosjē ar visdažādākajiem viedokļiem un pieejām Austrijas prezidentūras laikā. Noslēgumā vēlējos pateikties kolēģiem par ļoti veiksmīgo savstarpējās uzticēšanās pilnu no sadarbību. Paldies! Uh, mūsu sekretariātam un politiskiem konsultātiem katrā grupā, kas sniedz ļoti svarīgu ieguldījumu. Paldies arī mūsu asistentiem. Paldies visiem, kas iesaistījās šajā darbā. Esam tiešām ļoti labi pastrādājuši, lai energo pārmaiņa notiktu mūsu pilsoņu interesēs. Petersen kungs, četras minūtes. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu pateikties visiem, kas piedalījās šajās sarunās. Paldies komisijai, padomēji un paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā eh, viedokļu apmaiņā. Mēs kopā pavadījām daudz stundas, dažkārt mūsu sanāksmes ievilkās līdz vēlai nakts stundai, tomēr rezultāts neliek vilties. Un šis lepnums ir pamatots, jo Mēs eh, šobrīd eh, runājam par to, ka pastāv iespējamība, ka mēs zaudēsim cīņā ar klimata pārmaiņām, un tāpēc mums ir jārīkojas ambiciozi, un visām valdībām ir jābūt drosmīgām. Paradoxāli, eh, ka mm, ka mm, politiķi baidās no tā, ka cilvēki iziet ielās un prasa risinājums klimata problēmām. Mēs nesen redzējām, kā protestēja skolēni un studenti. Uh, un mēs redzam, kā cilvēki bēg no dažādu dabas uh, katastrofas skartajām zonām uh, ir palielināti, palielināti piesārņojuma līmeņi. Tomēr dažkārt mēs eh, skatāmies uz šīm problēmām visai ierobežoti. Eh, mēs eh, runājām par elektroenerģiju, izskatījām arī vēja un saules enerģijas avots, tomēr visas šīs tehnoloģijas ir uh, diezgan lēnas, nedarbojas pietiekami apjomīgi. Mēs izskatījām arī Ziemeļjūras eh, sniegto elektroresursu. Um, bet, um, neraugoties to, ka ir pieejams tādas modernas tehnoloģijas, tomēr daudzās dalībvalstīs joprojām pieturas pie vecām tehnoloģijām. Uh, Uh, mēs nācām klajā ar neatkarīgām idejām, tomēr daudz valstu valdības pretojās mūsu novatorismam. Mēs gribējām dot vairāk resursu um, enerģijas aģentūrai, bet uh, ir jautājums par maksājumiem. Maksājumu iekasēšana ir ļoti svarīga, lai uh, varētu uh, aģentūra uh, realizēt savus uzdevumus. Mēs nedrīkstam risināt mūsu problēmas uz dabas rēķina. Uh, un uh, jāatsauc arī uz elektrības tirgus direktīvu. Tūra dalībvalsts tiek aicināts īstenot caurskatāms un atvērts robežas tirgojoties ar elektroresursiem. Uh, Mūsu attieksmei pret resursiem ir jābūt ilgspējīgai. Dažkārt mēs neredzam šādu sapratni no padomas puses. Nevienmēr visi atzīst, ka cīņa ar klimata pārmaiņām tiešām ir ļoti svarīga. Un ko tad ministri domāja Parīzē? Tika parakstīta brīnišķīga deklarācija. Visi teica skaists runas, bet sanākot kopā Briselē. Diskurss ir pavisam savādāks, un mēs jau arī to redzējām pagājušajā nedēļā par to, ka tiek izvirzīta iniciatīva parakstīt CO2 dokumentu, tomēr eh, šī iniciatīva netika atbalstīta. Eh, dalība valstīm ir jāinvestē daudz vairāk klimata draudzīgos risinājumos, un mēs varam šos līdzekļus iegūst, ie, iegūt, ja mēs uzliekam nodokli plasmas izstrādājumiem un aviācijas degvielai. Paldies visiem, kas piedalījās šajās sarunās, un paldies kolēģiem, kas strādāja pie šī teksta. Un mums ir jāceras, ka pēc diviem mēnešiem Eiropas iedzīvotāji balsos par mums, par parlamentu, un mēs nedrīkstam uh, ignorēt mūsu iedzīvotāju prasības, mums noteikti jāņem vērā un arī jāstrādā mūsu bērnu un mazbērnu labā. Paldies, Bedrsen kungs. Tālāk Dzeranato kungs, lūdzu, Flāvijo, četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. E, tad, kad mēs strādājam pie šī priekšlikuma, mēs uzskatām, ka šī pakete tiešām ir ar izšķirīgu nozīmi. Tad, kad sākām šo darbu, uh, Eh, tad mēs sapratām, ka virzīt uz priekšu šo direktīvu nebūs eh, viegli, jo šeit saduras dažādas intereses, dažādi viedokļi par to, kā būtu jādarbojas elektroenerģijas iekšējiem tirgum. Mēs sākām šo ļoti sarežģīto ceļu, eh, tomēr mm, mēs strādājām godīgi un apzinīgi sadarbojas parlaments un padoma, un mēs nonācām kopīgiem spēkiem pie labākajiem iespējamiem risinājumiem. Runājam arī par izgatavību, un ar lepnumu tagad gribu teikt, ka mēs panācām, ka parlamenta priekšlikumi lielā mērā tika pieņemti, vismaz svarīgākie no tiem. Mēs noregulējām piedāvājumu jautājumu. Mēs runājam arī par piedāvājumu vai piegāžu drīzāk pārtraukšanu dēļ kādiem klimata pārst fenomeniem vai arī dēļ teroristu uzbrukuma. Bet eh, daudzreiz mēs esam atkarīgi no mūsu kaimiņu valstu labās gribas. Eh, piemēram, 17. gada ziemā mēs eh, redzējām noteikts notikumus, redzējām, kā noteikti e, notikumi Eiropā var ietekmēt energoresursu cenas un piegāžu apjomu. Mums ir jādomā par to, kā pārvarēt krīzes e, energopiegāžu jomā, jānodrošina šo resursu piegāde un nodrošinājums neatkarīgi no nacionālajām robežām. Uh, Un tas ir viens no mūsu uzdevumiem šeit, arī Eiropas parlamentā. Ir jādomā par sadarbību, pamatojoties uz sadarbības kritērijiem. Jānodrošina sadarbspēja un jānodrošina savstarpēja palīdzība vajadzības gadījumā. Arī šādai palīdzībai jābalstās uz mūsu kopīgi pieņemtajiem kritērijiem. Uh, Padome savukārt aizstāvēja savu pozīciju, bet arī padomas pārstāvi bija gatavi vienoties kompromisu formā, te palīdzēja arī komisija. Un rezultātā mēs um, panācām labu rezultātu, iesaistoties visām pusēm. Tad teksts, um, kas tiks pieņemts, ir labs teksts, tur ir arī uh, norādes um, uz to, kā rīkoties krīzes gadījumos uh, dažādās situācijās, un direktīvas tekstā ir pasvītrota arī nepieciešamība veidot vienotu modeli, uh, kas valstās uz tirgus dalībnieku iesaisti, mazāk uz institūcijām. Ir noregulēts arī savstarpējās palīdzības aspekts, uh, kas ir ieguvis īpaši lielu nozīmi mūsdienās. dalībvalstīm ir jāatbalsta citas valsts, ja rodas kādas problēmas, protams, ja ir iespēja tehniski šādu palīdzību sniegt. Tālāk kompensācijas kritērija arī tika izstrādāti. Tāpat laikā ir arī pietiekams manevri iespējas nacionālām iestādēm sarunu gaitā parādījās dažādi riski, ka, piemēram, varētu tikt sagrauts arī delikātais līdzsvers kādos citos failos un dokumentos. Tomēr mēs pārvarējām šo grūtību un ar pateicību gribu atzīmēt lielisko sadarbību, kas izvērsās ar citiem referentiem no citām grupām. Esmu pateicīgs Buzeka kungam kā arī pārējo referentu atbalstu mēs pateicīgi, un Kaņietis kungam arī paldies. Paldies. Paldies, un tagad vārds komisāram arī Kaņietis kungam. Lūdzu. Dear President, honorable members, ladies and gentlemen. Paldies, priekšstādātāji deputāti. Šis ir liels uh, gods šodien runāt par to, kā veidosim tīras enerģijas pakotni visā Eiropas Savienībai. Uh, Viss šis likumdošanas priekšlikumu kopums uh, gan regulas, gan direktīvas priekšlikums, gan elektroregulātoru likumdošanas priekšlikums ir pēdējie puzles gabaliņi, lai mēs izveidotu tādu elektroenerģijas pakotni, kāda Eiropas Savienībā vēl iepriekš nav bijusi. Mēs veidojam tādu noteikumu kopumu nozarei, kas ir gatava nākotnes izaicinājumiem. Es paļaujos uz to, ka pateicos Eiropas parlamentam par pausto atbalstu sarunu gaitā. Tas arī ļāva nonākt pie politiskās vienošanās pagājušā gada decembrī. Īpaši Īpaši paldies referentiem Krišānam Kariņam. Vēlreiz apsveicu viņu ar to, ka viņš ir kļuvis par Latvijas premjerministru. Paldies arī Zenu Nato kungam un Petersena kungam. Liels paldies, protams, arī Jeržī Buzaka kungam, politisko grupu koordinatoriem un pārējiem ēnu referentiem, bez kuriem šī vienošanās nebūtu bijusi iespējama. Veiksmīgā sadarbība ļāva nodrošināt savstarpējo papildināmību un priekšlikumu konsekvenci. Mēs vienojāmies, ka šī ambiciozā pakotne mūs aizvedīs vēl vienu soli tuvāk energosavienības izveidēji. Tas ir pilnvarojums, ko jūs atbalstījāt komisijā vairāk kā pirms pieciem gadiem. Šis priekšlikums ļaus padarīt Eiropas elektroenerģijas tirgu drošāku un konkurētspējīgāku. Tas būs labvēlīgāks gan patērētājiem, gan ekonomikai, gan planētai. Un no patērētāju viedokļa pirmo reizi Eiropas Savienības likumdošanas priekšlikumā ir iekļauti tik daudz priekšlikumi, kas pasargās un aizstāvēs patērētājus. Patērpē, patērētāji iegūst aktīvu lomu energopārējā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Uh, tīra enerģija netiks īstenota, ja mēs neiesaistīsim aktīvi patērētājus un nesaņemsim sabiedrības atbalstu. Saskaņā ar priekšlikumiem patērētāji saņems labāku, precīzāku informāciju, rēķini būs skaidrāki, lai patērētāji būtu skaidrs, par ko viņi maksā. Pārēja no viena piegādātāja uz otru būs vienkāršāka un ātrāka. Uh, vienkārši pieejami salīdzināšanas instrumenti ļaus patērētājiem gūt pilnvērtīgu informāciju un gūt labāko cenu piedāvājumu. Tāpat arī ir jārunā par alternatīvo strīdus izšķiršanu un kā lai mēs izvērtējam šādu mehānismu efektivitāti. Tagad būs paredzēta iespēja labāk pielāgoties izmaiņām tirgu. Tas ļaus patērētājiem ietaupīt naudu un gūt priekšrocības no konkurēt spējīga tirgus. Būs iespēja arī uzglabāt, pārdot enerģiju vai nu individuāli vai kolektīvi. Pirmo reizi šajā priekšlikumā runājam par pilsoņu enerģijas komitejām. Un Tādējādi esam peldījuši savu solījumu nostādīt patērētāju jaunā priekšlikuma centrā. Jaunie noteikumi padarīs uh, tirgus integrētākus un uh, sadarbīgākus. Tas uh, veicinās arī investīciju piesaistīšanu, jo īpaši tīro, tīro, tīrās enerģijas risinājumos. Uh, tam būs pozitīva ietekme ne tikai uz uh, enerģijas cenu, bet tas arī ļaus radīt jaunas darba vietas. Mēs plānojam pastiprināt uh, sadarbību arī pārobežu līmenī. Tas ļaus mums uh, apvienot nacionālos tirgus patiesi integrētā iekšējā elektroenerģijas tirgū, kas ļaus palīdzēt mums sasniegt arī dekarbonizācijas mērķus. Mēs uh, nodrošināsim mekano, mehānismu sadarbspēju, kas sniegs būtiskas ekonomiskas priekšrocības. Šajā kontekstā man ir uh, jānorāda, ka komisija nāks klajā ar savu deklarāciju par uh, īstenošanas plāniem un uh, tiks runāts arī par sniegto valsts atbalstu, un komisija arī iesniegs uh, savu deklarāciju par uh, savienojumiem, īpaši pievēršot uzmanību elektrībai un gāzei. Un, ja runājam par priekšnocībām, ko jaunais priekšlikums sniegs mūsu ekonomikai, ir skaidrs, ka ir jānodrošina arī piegāžu drošums. Jaunais priekšlikums padarīs mūsu sistēmu noturīgāku, spēcīgāku, tas veicinās sadarbību starp dalībvalstīm un stiprinās solidaritātes garu. Un noslēgumā Vēlējos runāt arī par jaunā priešlikuma pozitīvo ietekmi uz vidi un klimatu. Esam jau vienojušies par ambicioziem mērķiem šajā jomā. Jaunais tirgus dizains sniegs būtisku ieguldījumu, palīdzot mums sasniegt mūsu mērķus un arī ar saskaņā ar Parīzes nolīgumu uzstādītos mērķus. Jaunie emisiju limiti Runājot par tiem, mums ir jānodrošina tas, lai mūsu piegādes drošības kritēriji būtu samērojami ar mūsu klimata mērķiem, lai a, mēs visi varētu pielāgoties jaunajām prasībām. Jaunais priešlikums palīdzēs Eiropas nozarei, tiks, a, būs, tiks, tiks noteikti skaidri noteikumi, skaidrs virziens, tas viss būs mūsu pilsoņu labā un vēlējos uzsvērt, ka ar šo jauno priekšlikumu pakotni mēs būsim pieņēmuši visus nepieciešamos iekšējos priekšlikumus, lai izpildītu mūsu paustās apņemšanās un saistības. Un tas arī palīdzēs mums virzīt priekšu diskusijas par ilgtermiņa stratēģiju. Eiropas Savienības uzņemsies savu līdera lomu pasaulē. Priecāšos dzirdēt diskusiju. Paldies, komisāra kungs! Un tagad vides, uh, sabiedrības veselības un pārtikas komitejas vārdā Zoriņo kungs. Oh, no. Paldies, priekšsēdētā. Šī sasaukuma garumā Eiropas Savienība uzdeva augstumos attiecībā uz ambīcijām un pienākumu padziļināt institucionāli un politiski iekšējo tirgu. Zariņo kungs. Priekšsēdētāji pārtrauc un lūdz diviem kungiem zālē beigt savu sarunu un turpināt to varbūt ārpus zāles, jo jūs ar savu sarunu traucējat diskusijai. Lūdzu, vai nu ieņemiet savas vietas, vai arī turpiniet savu diskusiju ārpus zāles. Paldies! Zariņokungs. Vai man ir jāatsāk no sākuma? Šī sasaukuma garumā Eiropas Savienība uzdevuma augstumos, ambīciju ziņā un attiecībā uz pienākumiem, lai padziļinātu institucionāli un politiski e, iekšējo tirgu. Enerģijas savienība, digitālā savienība ir nopietni soļi uz priekšu. Tomēr ir, eh, ir jāturpina strādāt. Ir pirmkārt eh, ņemt vērā būtiski pa, iesp, izvēles iespējas eh, pilsoņiem izvēlēties tīru, veselīgu enerģiju. Otrkārt, paredzēt efektivitātes principu. Pirmkārt, un dod iespēju pilsoņiem izmantot eh, tīru enerģiju. Vienotais tirgus nenoz, nav sinonīms iedzienam tirgus bez noteikumiem. Eh, tirgumi ir jātīstas eh, taisnīgā veidā, ar taisnīgiem modeļiem un jādod iespēja konkurēt visiem šajā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Un tagad uzklausīsim frakciju pārstāvis ETP vārdā Langenkungam. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! No sākuma vēlējos norādīt, ka mums bija vajadzīgi gan, gandrīz trīs gadi, lai vienotos par šo pakotni. Un tas jau nav komisijas vai parlamenta dēļ, galvenokārt tas bija padomas dēļ, kas bloķēja darbu. Par rezultātu mēs varam būt apmierināti. Uh, Un uh, es piedalījos arī sarunās par EISA. Kolēģis Petersens ļoti labi vadīja šīs sarunas, viņš to arī var apstiprināt, bet uh, komitejā mēs jau 18. gadā februārī ar lielu vairākumu nobalsojām par šo priekšlikumu, un tas uh, iesprūda padomē uz vairāk kā gadu jo komisija vēlējās būs ambiciozāka nekā padome. Parlaments tam visam bija pa vidu, kā eisa loma mainītā iekšējā tirgū tiktu stiprināta, un tā būtu arī citādāka. Un tāpat arī sarunas par nacionālo regulatīvo iestāžu uzraudzību uh, Tagad esam vienojušies par to, ka ESA ir ierobežots, bet tomēr lēmumu pieņemšanas pilnvaras, un ESA ir nepieciešama arī nepieciešama finansiā, at, atbalstošā finansiālais nodrošinājums, lai veiktu savu uzraudzības darbu. Un uzskatām, ka ESA regulas pārstrādāšana ir izdevusies veiksmīgi. Paldies, un tagad sociāldemokrātu frakcijas vārdā Werners Kunze. Vārds jums. Paldies priekšsēdētājiem! Divus gadus jā, intensīvi strādājām pie elektroenerģijas tirgus reformām. Un tagad, es, tagad šodien mēs runājam par decentralizētu elektroenerģijas tirgu, kas ir piemērojies energo pārmaiņām. Atjaunīgie energoresursi ir nākotnes energoresursi, un Es kā savas frakcijas pārstāvi vienmēr iestājos to, ka šie atjaunīgie mm, energoresursi, ka tiem ir centrāla loma visā šajā procesā. Ja domājam par tādiem avotiem kā ogles, uzskatām, ka tiem vairs nākotnē nevajadzētu saņemt valstu subsīdijas. Un sociāldemokrāti atbalsta to, ka patērētāji varētu veidot šādas apvienības vai komitejas, lai viņiem vairāk nebūtu jāsaskarās ar nesamērīgām vai neatbilstošām elektroenerģijas izmaksām. Mēs atbalstam to, ka patērētāja loma tiek stiprināta. Patērētājiem ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem par saņemto, saņemtās enerģijas cenas atbilstību. Viņiem ir jābūt iespējai salīdzināt tarifus internetā. Viņiem ir jābūt iespējai arī 24 stundu laikā mainīt savu elektroenerģijas piegādātāju. To mēs visi ļoti pozitīvi vērtējam Diemžēl daži no mūsu priekšlikumiem vairākuma atbalstu neguva. Manuprāt, tie bija labi priekšlikumi, tā ir zaudēta iespēja attiecībā uz elektromobilitāti. Un galvenokārt, man žēl tādēļ, ka tas varēja saņemt arī būtisku atbalstu no infrastruktūras projektu jomas. Un galā vēlētos pateikties visiem saviem kolēģiem par ļoti veiksmīgu un ļoti efektīvu sadarbību. Paldies! Un tagad ALDE frakcijas vārdai Mlināras kundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri! Es vēlētos pateikties eh, visiem referentiem par to, ka ir paveikts vēl viens posms, lai pabeigtu tīras enerģijas paketi, kas palīdzēs mums veidot tīrāku uz tirgu balstītu sistēmu un labāk atspoguļos Eiropas elektrības tirgus interkonektivitāti. Riska. Gatavība riskiem elektrības jomā arī ir apsveicama. Komisijas priekšlikums ir ļoti nepieciešams un arī e, tas Eh, parāda to, kā eh, novērst tādas problēmas, kas skāra Eiropu 2017. gada janvārī. Tāpat dalībvalstīm nāksies definēt un eh, koordinēt savas stratēģijas ex ante. Ir ļoti nozīmīgi veikt intervences paredzamā veidā un arī paredzēt saulaicīgi kompensējumās schēmas. Es varu piekrist. Re, uh, arī tam, ka referenti ir pasvītruši trīs būtiskos elementus - veidot vis eh, eh, vienot Eiropas Savienības pieju, eh, spēcīgu reģionālo ko koordināciju un labu plānošanu. Tas parāds uh, labāku caurskatāmību un arī minimizē kolektīvās izmaksas, kas izriet no pārtraukumiem tirgu vai piegāžu pārāvumiem. Šī regulējuma īstenošana nākotnē samazinās elektrības eh, piegāžu pārāvumu risku. Vi vienlaicīgi samazinās eh, mūsu dalībvalstu atkarību no tre, piegādēm no trešajām valstīm. Noslēgumā es vēlos pateikties visiem referentiem un sarungrupai pār efektīvu un auglīgu sadarbību. Paldies! Paldies! Un tagad zaļo grupas vārdā deputāts Marcelezija. Paldies, priekšsēdētāji! Dekarbonizēt mūsu energosistēmu ir prioritāte, un ar šo normatīvu mēs speram soli pareizajā virzienā. Pateicoties zaļajiem, mēs atbalstām atjaunīgās enerģijas un sniedzam atbalstu enerģijas kooperatīviem, un mēs esam noteikuši derīguma termiņu subsīdijām. Uh, akmeņoglēm. Bet mums ir e, jādara vēl vairāk, ja vēlamies izpildīt Parīzes nolī... Parīz nolīgumus. Vēlos pat e, apsveikt lēmumus neturpināt subsidēt e, akmeņogļu ieguvi Grieķijā un Polijā, bet mums ir e, jābūt ļoti vērīgiem par daudz, ko mēs varam pateikties mūsu jauniešiem, kuri mobilizējas katru uh, mēnesi, un tas dod mums iespēju šo soļu spērt. Paldies, un tagad goja grupas vārdā deputātēm. Jā, glaube, müssen... Jā. runājot par elektroenerģijas tirgu. Uh, mums ir jāsaprot, vai mūsu sagatavotais uh, priekšlikums ir pietiekams turpmākajiem desmit gadiem. Vai mēs tiešām pienācīgi prioritizējam atjaunīgo energoresursu izmantošanu, vai mēs spējam nodrošināt ilgspējīgumu, vai esam bijuši pietiekami sociāli savā pieejā. Bet, nu tā reāli vērtējot, jāvērtē, ka droši vien, ka mēs varējām paveikt vēl vairāk. Mēs uh, kritizējam šajā priekšlikumā to, ka nav pienācīgi daudz risinājumu energo nabadzībai atrasti. Mēs gan priecājamies, ka ir spērts būtisks solis uz priekšu, ka tagad tiek piedāvāt lielāka skaidrība par um, elektrību elektroenerģijas rēķiniem priecājamies arī redzēt, ka ir piešķirta lielāka loma atjaunīgajiem uh, Uh, energoresursiem, bet citās jomās noteikti bija spērts, uh, bija noteikti iespējams darīt vairāk. Uh, pie, ļoti labi, ka uzskatām, ka, piemēram, oglēm vairs nevajadzētu saņemt nekādas, nekādu valstu atbalstu, bet tajā pašā laikā ir jāizvērtē arī mūsu energo kapacitāte. Jāatzīst, ka Ne visus mūsu noteiktos mērķus mums ir izdevies pilnībā sasniegt. Atsevišķās jomās šie risinājumi ir tikai pusē pietiekami. Paldies! Un tagad FTD frakcijas vārdā Bulok kungs, lūdzu. Yes, Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas elektrības elektrības krīze ir neatbildīgas energopolitikas rezultāts. Un to visu realizēja vēlētā Briselē eh, komisija. Šodien ziņojumā Kariņa kungs runā par svarīgiem jautājumiem, ka, piemēram, kāds blakus efekts eh, izraisa eh, elektropolitika. Zona NATO kungs runā vairāk par nākotnes krīzes ietekmi. Priekšsēdētāji Eiropas Savienība fokusējas uz ne, nepamatotiem, neiespējamiem atjaunojumiem resursiem. Tas uh, rezultātā liek valstsieties energoefektīviem uzņēmiem pārcelties ārpus Eiropas Savienības. Līdz ar to tiek mm, palielinās arī CO2 noplūdes, tālāk ir mm, palielinās arī investīcija vajadzība. Mēs uzskatām, ka tagad apvienotā karalīs sieviete gūs iespēju atgriezties normālā pasaulē. Mēs varēsim beidzot atkal investēt gan oglēs, gan e, atomenerģētikā. Un mēs varēsim arī izmantot mūsu vietējos resursus, kā piemēram slānekļa gāzi. Paldies! ENF grupas vārdā Lehenvaljē kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu uzņēmumu darbības attiecībā pret privātpersonām un e, neatbildīga energopolitika ir visai bīstama. Ir ne, Šajā jomā jāpatur nacionālā suverenitāte, to nedrīkst apstrīdēt, un slēpjoties aiz cīņas pret klimatu pārmaiņām un patērēt aizsardzības komisijas ambīcijas veidot lielo Eiropas uh, tirgu. Uh, ir ar nolūku liktai zaudēt jebkuru nacionālo suverenitāti. Visu mums nāksies pārvaldīt sadarbībā ar kaimiņu valstīm, e, integrēt atjaunīgās enerģijas, ko saražojuši e, patērētāji. Šī doma būtu pozitīva pati par sevi, bet šie pasākumi e, būtu apsveicami, ja dalībvalsts to īstenot savā teritorijā. Bet tiek spērti soļi, kuri vēršas pret jebkura veida nacionālo uh, suverenitāti, gan attiecībā uz ražošanu, gan enerģijas pār, uh, eh, pārvadi, uzsvars ir jāliek uz dalībvalstu lēmumiem un nevis uz komisijas arbitrāriem un ideoloģiskiem nolēmumiem. Turklāt komisija pauž vēlmi pilnībā liberalizēt enerģijas tirgu Atgādi, paturēsim prātā, ka galvenokārt šādi lēmumi ir beigušies ar dārgiem fiasko. Ik, eh, šī eh, pakete ir kārtējs teksts, lai atņemtu valstīm to enerģētisko un diplomātisko suverenitāti. Šo tekstu nolūks ir internacionalizēt to tirgu un atvērt to negodīgai konkurencei. Eh, mēs uzskatām, ka dalību valstīm ir jāpārvalda šie jautājumi savā mērogā. Un tagad uzklausīsim pārējos runātājus. Pirmais Blanko Lopes kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs. Ar diskusiju par eh, enerģijas tirgu mēs pabeidzām tīrās enerģijas paketi. Eh, Komisāra kungs vēlos jūs apsveikt par komisijas ieguldīto darbu, bet tāpat arī vēlos atzīt to, ka šodien parlaments eh, bija uzdevuma augstumos un ir sagatavota enerģētikas likumdošana atbilstoši Parīzes nolīgumiem un cilvēks lieliem izaicinājumiem, kas ir cīņa pret klimatu pārmaiņām. Ar eh, eh, plašāku atjaunīgo enerģiju izmantošanu, ar aktīvāku patērētāju lomu, ar tādu uh, tekstu, kas palīdz novērst uh, enerģijas nabadzību, Eiropas Savienība veido drošu likumdošanu, kas ņem vērā šī laika izaicinājums. Tāpēc mēs kā Eiropieši varam lepoties ar veikumu. Un atgādināt to, ka ir jādara vairāk, lai šis, eh, jo šis izaicinājums ir ārkārtīgi plašs. Un tagad Šklēra kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, tā kā es biju ēna referents strādājot pie EISA regulas, vēlējos pateikties Petersena kungam par uh, uh, ieguldīto darbu sarunu gaitā. Ir uh, gan skaidrs, ka visas mūsu ambīcijas nav izdevies īstenot, bet mums ir izdevies panākt pietiekami daudz, lai nodrošinātu efektīvu energo, ener, ele, elektroenerģijas politiku Eiropas Savienībā ar šīs visas pakotnes palīdzību. Viena lieta, ko varbūt nepie, nepateica kolēģi par elektrības tirgu. Jautājums par īstenošanu. Komisārs Kaņete par to izteicās vairāk kārt mūsu komitejā. Energosavienība ir kaut kas tāds, kas dalību valstīm ir jāīsteno. Uh, jo integrētie klimata un enerģijas plāni parāda, ka jau šobrīd aktuāli iezīmēs jautājums par to, kā tieši dalību valstis īstenos pakotni. Jo apvārs, apvārs, programma apvārsnes un arī daudzas citas tās saņem kohēzijas fonda finansējumu. Un uh, mums ir. Uh, jādomā par to, kā nodrošināt veiksmīgu darbību arī nākotnē. Tagad vārds Pošas kungam. Paldies priekšsēdētājiem. Komisāra kungs, pirmkārt vēlējos pateikties uh, referentam Petersena kungam un arī pārējiem uh, aktīvajā darbā iesaistītajiem, kas strādāja pie kompromisa uh, vienošanās. Uzskatām, ka vienošanās, kas sanākta par EISA, panākta par EISA priekšlikumu, ir ļoti laba un aģentūra varēs darboties efektīvi. Mums būs tāda aģentūra, kas būs spēcīgāka, caurskatāmāka. Tiek paredzēti arī reģionālie koordinācijas centri, kas spēlēs arī ļoti svarīgu lomu. Uh, jo mm, pārlieku liela fragmentācija noteikti negatīvi ietekmēs tirgu. Mēs a, saprotam un atzīstam to, ka aģentūrā ir nepieciešams a, a, vairāk finansējuma, vairāk atbalsta arī darbinieku nodrošināšanā, un es ceru, ka tas tiks arī nodrošināts, lai tā varētu, varētu risināt izaicinājums, ar ko to saskarsies. Krašnodēpskī kungs. Paldies priekšsēdātājiem. Es vēlējos runāt par eh, vēl kādu citu jautājumu. Es eh, negribu atgriezties pie tā, kas jau ir apspriests. Es domāju par eh, nākotni un arī gribu runāt par pieredzi, ko esam guvuši strādājot pie dažādajiem likumdošanas aktiem, kas ir daļa no enerģijas pakotnes. Tagad ir īstais laiks izveidot pareizos apstākļus patiesai, taisnīgai energo pārējai, pirms mēs e, īstenojam jaunus, ambiciozus klimata mērķus, un es zinu, ka mēs plānojam pilnībā emisiju neitrālu Eiropas Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam. Mums ir jāparūpējās par tiem cilvēkiem, kas a, tagad ir pakļauti riskam, jo tradicionālie energo a, enerģijas a, avoti, tā, kā piemēram gāze, nafta vai ogles, tiek izskausti. Uh, mēs redzam, ar kādām problēmām saskarās tāda reģioni kā uh, Bulgārijas dienvidos. Mēs redzam, ka protestus izraisa ir radušies protesti Francijā, dzelteno vestu protestu, to visu ir izraisījušas uh, energo cenas. Problēmas pastāv ne tikai Eiropā, tās pastāv visā pasaulē. Mums ir jārīkojas, energo pārmaiņām ir jākoncentrējās uz individuālu pieeju atsevišķām valstīm, reģioniem, un centrālais elements šeit ir individuālās mājasēmniecības jau tās, kas, par, kuras pašlaik saskarās energo nabadzību. Paldies! Paldies! Tagad būs brīvais mikrofons pieteikušies divi deputāti. Vispirms Keliekungs. Lūdzu, Keliekungs. Labvakar. Esmu strādājis ar klimatu politikas jautājumiem visā šajā sasaukumā un esmu priecīgs, ka uh, ir šāds būtisks izrāviens panākts pateicoties komisāram Kaņetes kungam. Uh, Tagad ir arī uh, blī, uh, tīrās enerģijas pakete, ir visa likumdošana, lai uh, to padarītu par īstenību. Ar to varam lepoties. Savienojamība ir vitāli nozīmīga šajā jomā. Īpaši, ja gribam atjaunīgos energoavotus labāk izmantot, nevienmēr spīd saule, nevienmēr pūš vējš, bet lai uh, maksimāli efektīvi izmantotu šos atjaunīgos resursus, ir jābūt savienojumībai labākai. Un īrijā ir grupa ar Pētu Koksu, bijušo parlamentu prezidentu, kas vēls visā Eiropā veicināt savienojumību, lai e, atjaunīgie energoresursi varētu e, iespējami efektīgāk tikt izmantot. Paldies! Paldies, Kaputo kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēd. Jaunā pakete e, uzliks lielāku atbildību klientiem. Pārrobežu energotirgus m, mm, tiks uh, uh, stiprināts. Uh, m, energodrošums tiks stiprināts, patērētāji tiks labāk informēti par līguma noteikumiem, rēķini būs caurspīdīgāki, e, tiks nodrošināts salīdzinošanas iespējas un būs inteliģentie viedie skaitītāji, kā arī iespēja 24 stundu laikā nomainīt piegādātāju, bet uh, tīrās enerģijas eh, jomā mēs būtu varējuši būt vēl drosmīgāki un arī energo ražotāju atbalsta ziņā. Mēs gribam pāriet pie uh, oglekļu, mazāku oglekļu izmešu modeļu, decentralizēta modeļa tādēļ mums būtu jāveicina elektroenerģijas ražošanu paša vajadzībām. Paldies! Un tagad vārds komisāra kungam. Priekšsēdes kundze, godājumie deputāti, dāmas un kungi. Šo debatu vēlos noslēgt ar pateicības vārdiem par labo sadarbību un uh, ar parlamentu. Jūs bijat ļoti izticami partneri, runājot par šo dokumentu paketu. Jums ir bijuši ambiciozi mērķi attiecībā uz tīro enerģiju. Eiropa var lepoties ar panākto. Paļaujos uz to, ka rītdienas balsojumā jūs šīs ambīcijas uzturēsiet un Eiropa būs uh, un arī Eiropas parlaments būs spe, uh, nozīmīgs spēlētājs tīras enerģijas virzīšanā 21. gadsimtā. Šī ir izšķirīga nozare, kurā Eiropa virzās uz priekšu. Mēs esam devuši e, solījumu saviem pilsoņiem, ka sasniegsim rezultāts, un Eiropas parlaments ir izšķirīgu ieguldījumu devis, lai uh, mēs neapstātos pie vārdiem, bet lai uh, parādītu savu apņēmību arī rīcībā. Ir jāsako uh, arī skaidriem nacionāliem plāniem enerģētikai un klimatam. Uh, E, skolēni ir izgājuši ielās, lai uh, pieprasītu izlēmīgu klimatu politiku. Drīz būs arī Eiropas parlamenta vēlēšanas, tad jāaicina visas partijas un kandidāts skaidrot, ko jūs esat darījuši, lai uh, parādītu vīziju šajā vitāli svarīgā nozīme uh, jautājumā uh, un lai arī iesaistītu mūsu pilsoņus un ņemt vērā viņu viedokli. Paldies, komisār kungs! Vērneres kundzei būtu tagad jādod vārds. Viņa atvainojās, ka viņai nācās e, piedalīties citā sēdē, kas notiek vienlaikus, tādēļ viņa vairs nevar būt klāt, bet e, došu vārdu uzreiz Petersena kungam divas ar pus minūtes. Priekšsēdus kundze, 2016. gada nogalē komisija prezentēja lielo energo paketi. Tagad šis darbs ir paveikts, varam pavērt, pašķirt nākamo lapusi. Nākamā, nākamie pieci gadi vēl sola lielu darbu mums šajā jomā. Kopā ar komisāru esam daudz paveikuši. Tas ir bijis svarīgs solis Eiropas vēsturē, bet, ja tas netiks implementēts, tas nebūs nekā vērts. Tādēļ parlamentam ir svarīga loma gādāt, lai nākamo gadu gaitā šī likumdošana tiktu arī implementēta. Tā būs cīņa par mūsu klimātu. Mēs esam piedzīvojuši pēdējo gadu gaitā, ka parlaments ir savu, eh, savu augstu ambīciju latiņotu reizi, un tas ir ļoti svarīgi eh, arī to uzsvērt šajā vēlēšana kampaņas fāzē. Mēs gribam vidē draudzīgāku energo nozari. Attiecīgās regulas ir jāpiemēro, lai arī labāku starpsavienojumību uh, panāktu. Tas ir priekšnoteikums zaļām izmaiņām. Mums ir arī augsts ambīcijas attiecībā uz klimatu politiku līdz 2050. gadam. Eiropai ir jābūt vadošai. Gribam panākt CO2 neitrālu ekonomiku līdz 2050. gadam vēlākais. E, e, iedzīvotāji gaida no mums rezultātu šajā jomā, viņi gaida no mums, ka mēs uzņemsimies atbildību par to. Visbeidzot, paldies komisāram un kolēģiem Eiropas parlamentā par veiksmīgo sadarbību. Paldies jums! Paldies! Nākamais referents Zanonāto kungs, divas minūtes. Paldies, eh, priekšsēdas kundze. Godīgi sakot, man nav vairs daudz ko piebilst. Piekrītu komisāra Kaņietes teiktajam, kā arī uh, lielākai daļai kolēģu teiktajam šeit debatēs. Bija arī kritiskas balsis Arī viņās es rūpīgi klausījos. Bet runa taču ir par jautājumu, vai ir eh, vērts vienoto energo tirgu eh, īstenot ar visām no tā izrietošām sekām un mērķiem diskusijā, diemžēl, eh, šeit dažreiz eh, mēs novirzījāmies uz tēmām, kas uz energo, vienoto enerģijas tirgu tik ļoti maz neatiecās. Vēlos pateikties komitejas vadītājiem Buzeka kungam, kā arī Kaņietes kungam, komisāram. Eh, redz, ka arī ģenerāldirektora Dominika Distori un arī viņam paldies par kopīgo darbu Paldies e, e, e, visiem, kas deva ieguldījumu mūsu darbā. Tagad atliek strādāt, lai panāktu to arī īstenotu. Paldies, referenta kungs. Līdz ar to debatas par šo jautājumu beigušās. Balsojums notiks rīt. Nākamais darba kārtības jautājums. Didie kunga ziņojums - pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai. Diģiekungs, četras minūtes jums. Priekšsādātājs kundze, eh, komisārs Jūrovas kundze, eh, godātie kolēģi. Eh, tātad jau gadu mēs strādājam pie šī jautājuma, un man ir tā veiksme būt par referentu šādai tik ļoti svarīgai patērētāja reformai. Uh, Eh, rīt eh, mēs eh, ļausim iesniegt kopīgas sūdzības pret liela uzņēmuma praksi. Mans uzdevums no sākuma nebija tik vienkāršs, jo daudziem bija bāžas, ka varēs ļaunprātīgi izmantot šo instrumentu, lai um, destabilizētu situāciju un ka varētu būt līdzīga situācija kā ASV. Uh, Un eh, tie bija jautājumi, kuriem īpaši pievērsos. Citiem bija bažas savukārt, ka šis eh, teksts eh, būs tikai attiecināts uz patērētājiem un indivīdi, pilsoņi, kuri izmantos šo vēršanos tiesā, ehm, varētu to darīt ar um, aizbildinājumu un vēršoties pret, piemēram, piesārņotu gaisu. Bet eh, tā tas nebija. Mēs eh, tekstu veidojam tādu, lai eh, galvenokārt pasargātu patērētājus. Patiesībā es šķiet varu teikt, ka mums ir izvei, izdevies labi sadarboties visu ēnu referentu starpā un gribētu izmantot šo iespēju viņiem sirsnīgi pasakoties par šo sadarbības garu. Uh, Un um, mēs spējām savienot uh, augstas uh, patērētāju prasības un no otras puses uh, nepieciešamo juridisko noteiktību uzņēmumiem. Un šis teksts patiet tālāk, pirmo reizi varbūt parādot, ka no vienas puses aizsardzība un drošība no otras puses var iet roku rokā. Dargie kolēģi! Mēs pieņemsim šo tekstu uh, dažas nedēļas pirms Eiropas vēlēšanām, un tas varētu būt labs pierādījums tam, ka strādājot kopā, mēs varam uh, sasniegt konkrētus rezultātus visiem mūsu līdzpilsoņiem Eiropā. Būs šīs uh, kopīgās sūdzības iespējamas, un līdz ar to automašīnu pircēji tie, kas lido ar eh, lidojumiem eh, un eh, iegādājas citas lietas, varēs um, vērsties pret šīm kompānijām, un tie būs patērētāji, kuru tiesības aizsargās, um, un viņi varēs tātad saņemt kompensācijas par savām sūdzībām. Uh, Un uh, Eiropas uh, kopīgās sūdzības būs jābalst uz konkrētiem principiem. Pirmkārt, uh, tas nedrīkstēs aizstāt jau pastāvošās procedūras dalību valstīs. Būs jārespektē nacionālās juridiskās uh, tradīcijas. Un uh, būs arī uh, tā, ka deviņās valstīs tiks radīta šī papildus aizsardzība, jo tāda pirms tam tur nepastāvēja. Un otrkārt, uh, kompensācijas varēs saņemt tikai patērētāji. Un kompānijas vai uzņēmumi, kas aizstāvēs patērētājus, nevarēs gūt nekādu peļņu šeit. Un visbeidzot, lai izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas, mēs esam noteikuši principu, ka zaudētājs maksās par šo procesu un um, noteikti arī noteikumi, ka nedrīkstēs prasīt atbildību no kāda divreiz par vienu un to pašu um, sūdzību. Kolēģi, šis uh, reformas priekšlikums uh, nav nekāds lobiju uh, pārstāvju sagatavots priekšlikums. Tas ir ļoti objektīvs mērķis aizsargāt visu Eiropas pilsoņu tiesības. Paldies! Paldies, Didie kungs. Es nemžēl neredzu De Jonga kungu. Uzreiz došu vārdu Jurovas kundzei komisijas vārdā lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, es gribētu sākumā pateikties referentu kungam Didjē kungam par viņa aktīvo darbu pie šī priekšlikuma. Paldies arī visiem pārējiem Eiropas parlamenta deputātiem no juridisko lietu un iekšējās tirgus komitejas. Komisija atbalsta eh, straujo progresu šajā jautājumā un cer, ka Eiropas parlaments savu pirmā lasījuma pozīciju pieņems rīt. Mēs visi esam viensprāts, ka patērētājiem visā Eiropas Savienībā būtu jāspēj efektīvi uh, iegūt savu tiesību izpildi, un tāpēc komisija arī piedāvāja šo direktīvu ar eh, šo pārstāvības prasību um, kvalificētas iestādes, kā piemēram patērētāju asociācijas vai neatkarīgas sabiedriskās iestādes, varēs e, rīkoties. Tās varēs apturēt pārkāpumus e, patērētāju tiesību jomā un saņemt e, kompensācijas tiem uh, patērētājiem, kas ir cietuši. Tas jo īpaši prasī, palīdzēs neaizsargātiem patērētājiem, tad, kad viņi paši neuzņēmas aizstāvēt savas individuālas tiesības. Priekšlikums arī nosaka, ka būs jāievieš patērētāja tiesības saskaņā ar proporcionalitātes un subsidiatātes principiem. Um, dalībvalstīm būs uh, manevrēšanas iespējas svarīgos procedurālos punktos. Mūsu mērķis ir rast risinājums, kas uh, pasargā patērētāja tiesības un nodrošina to, ka tirgotāji arī saņem taisnīgu attieksmi. Mēs jau no paša sākuma uzsvērām, ka komisija nevēlas uh, ieviest Eiropā tādu tiesvedības kultūru un uh, Mēs nedrīkstam pieļaut, ka eh, tā tas tiktu interpretēts. Mēs skaidri um, definējam šo eh, kopējo sūdzību Eiropas modeli. Uh, tam ir jābūt tādam, kas ir taisnīgs pret patērētājiem un uzņēmumiem, un mēs nevēlamies šīs koprasības, kas ir ASV, šo praksi ieviest arī Eiropā, jo īpaši mēs nosakām striktus standartus uh, tām struktūrām, kas vēlas rīkoties uh, patērētāju vārdā. Uh, Mēs uh, atbalstām, ka ziņojums atbalsta to pašu mērķi, jo īpaši to, ka ir piedāvāts uh, stiprināt uh, šo kvalificēto struktūru kritērijus un tiek saglabāts arī um, pa, um, dalību valstu um, prerogatīvas attiecībā uz procedūru Un dalībvalstīm būs eh, jānodrošina, ka kolektīvo sūdzību eh, sistēma tiks ieviest atbilstoši Eiropas modelim. Esmu pārliecināta, ka ar šo jauno vienošanos patērētājiem, jo īpaši ar šo kop eh, pārstāvības prasību iniciatīvu mēs rādām skaidru signālu patērētājiem, ka Eiropas Savienībai patērētāji rūp Es esmu pārliecināta, ka jūsu balss šajā pirmsvēlēšana laikā būs ļoti svarīga. Paldies! Merci. Paldies! Neredzu arī Maiera kungu. Tiešām žēl, tāpēc uh, dosim tagad vārdu Svobodas kungam, kas uh, uzstāsies pusotru minūtu ETP vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, uh, komisārs kundze! Es gribētu sākumā pateikties eh, Didjē kungam par viņu paveikto darbu, ko viņš eh, tātad ir īstenojis strādājot pie šī ziņojuma, un gribētu pateikties arī jums, eh, komisārs kundze, uh, Eiropas pilsoņi gaida pienācīgus aizsardzības standartus savām tiesībām, un šis teksts ir labs ieguldījums tajā. Tajā ir uzsvērti vairāki punkti, uzsvērti šie tie mērķi, ko mēs vēlamies sasniegt. Proti jānodrošina, ka pārstāvības prasības netikt ļāmprātīgi izmantotas. Esmu priecīgs, ka mēs varēsim nodrošināt, ka šādas sūdzības varēs tikt eh, izmantotas tikai patērētāju tiesību uh, gadījumā un ne, nevis, lai kaut kādā veidā iedzīvotos. Paldies! Paldies, Delvo kundze, sociāldemokrāta grupas vārdā pusotra minūte. Paldies, priekšsētētājs eh, kundze, neskatoties uz aktīvu lobiju darbību un uh, um, citām aktivitātēm mums tomēr izdevās, pateicoties Diģē kungam, panākt labu vienošanos. Šodien 19 uh, dalībvalstīs tikai ir šādas kolektīvo sūdzību uh, struktūras un mehānismi. Uh, un tie arī nav īpaši efektīvi. Un šis jaunais direktīvas priekšlikums uh, nodrošinās minimālos Eiropas standārtus, lai aizsargātu patērētāju tiesības, patērētāju tiesību aizstāvi varēs vērsties tiesā, lai aizsargātu šīs tiesības. Uh, Tātad mēs vēlamies uh, atvieglot pārstāvniecības struktūru izveidi, kas varētu pārstāvēt patērētājus, nodrošināt caurskatāmību un nodrošināt interešu konfliktu uh, neesamību un informēt patērētājus. Un esmu apmierināta ar sasniegtiem rezultātiem šajos jautājumos. Bet uh, ir arī daži negatīvie punkti. Piemēram, piemērošanas joma. Pilsoņi nav tikai patērētāji tāds uh, sanitārais kaitējums vai vīdes kaitējums, ko ir izraidī, izraisījuši uzņēmumi, um, tur uh, uh, upuri, diemžēl, nevarēs izmantot šo instrumentu, kolektīvo sūdzību instrumentu. Un uh, otrkārt, uh, jā, um, Padome, eh, diemžēl, nav uh, radusi kopīgu pozīciju, un tāpēc nav iespējams vienoties šajā sasaukumā vēl, un tas kavēs šī patērētēm svarīgā instrumenta uh, pieņemšanu. Paldies, uh, priekšsēdētāji! Merci pour la frivolité, Madame <laughs> Delvaux. Paldies, tātad jūs kļūdījāties ar vārdu frivolitāte. Jā, es redzu, ka pakē kungs nav klāt, un tad tagad eh, Van Miltenburga kungs eh, no liberāļu grupas. Vienu minūtu, lūdzu. Dank u, voorzitter. Voor een stabiele... Paldies, priekšēdētājs kundze. Stabilam iekšējiem tirgum ir nepieciešams, lai patērētāji uzticētos notiekošajam tajā un uh, Eh, gan privāto līdzekļu, gan arī skandāls ar Facebooku. Nu, privāto līdzekļu nelāga izmantošana, tas neveicina uzticēšanos. Rītdien mēs balsosim par šo jauno iniciatīvu un ar to izveidosim pamatu pārstāvniecību, pārstāvības prasībām, lai varētu pasargāt patērētāju būs labāk izlīdzināt, būs lielāks tāds labāks līdzsvars starp ražotāju un patērētāju. Es domāju, ka mēs esam labi pastrādājuši, un tagad padomēju vajadzētu pēc iespējas ātrāk vienoties, lai jaunais parlaments varētu uzsākt pārunas, lai patērētāji varētu īstenot savas tiesības visā Eiropā. Paldies, Lebretona kungs! Merci, madame! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Eiropas Savienība ir biznesa Eiropa, banku un lobiju labā, tā vietā, lai būtu tautas Eiropa. Šodien tā izmanto iespēju atgūt zaudēto, pieņemot šo likumdošanas projektu. Te ir paredzēts uh, ieviest kolektīvās sūdzības uh, Eiropas mērogā, ko Amerikā sauc par class action. Uh, Tātad ir patērētāji, kas ir cietuši no viena un tā paša, var tad kopīgi iesniegt nacionālajās tiesās sūdzības. Ir steidzam jāizveido šāda procedūra, jo tikai dažās valstīs tāda ir, piemēram, Francijā. Rezultāts ir tāds, ka amerikāņu patērētāji ir daudz labāk aizsargāti nekā Eiropas patērētāji. Piemēram, dīzelgeitas gadījumā 22 miljardus eiro Volkswagen ir samaksājis kompensācijas saviem Amerikas klientiem klientiem, un praktiski nekas vēl nav samaksāts Eiropas klientiem. Šīs direktīvas piedāvātā procedūra ļaus uh, nešaubīgi uzlabot situāciju uh, Uh, tur ir paredzēts, ka kolektīvās sūdzības varēs iesniegt asociācijas bez uh, uh, peļņas nolūkiem, un tad citi patērētāji varēs pievienoties šim sūdzībām, un tiesai tad būs jāizskata visi šie, uh, šī prasība. Uh, Un eh, jau tagad pastāv šāds eh, instruments Francijā. Um, 2014. gadā tas tika ieviests, un mēs ceram, ka šis Eiropas kolektīvās eh, sūdzības instruments būs veiksmīgāks nekā tas, kas pastāv Francijā, jo Francijā tas ir procedurāli ļoti smags, smagnējs instruments. Rozieras kundze arī neredzu, tagad Šalde Mozus kundze, vienu minūtu lūdzu. Tak for det. Det indre marked er en god ting, Paldies! Iekšējais tirgus ir labs sasniegums, bet tas ir arī ļoti plašs un bieži patērētāja tiesības netiek ievērotas, ja notiek kādi pārkāpumi. Tāpēc ir būtiski, lai Eiropas Savienībā būtu tiesība aizsardzības instruments tiesību aizsardzībai. Uh, Un tieši šobrīd mēs gatavojamies šādu pārstāvības prasību sistēmu pieņemt. Tas nozīmē, ka patērētāji un arī visi mēs varēsim savas tiesības aizstāvēt. Un eh, dīzelgeita bija piemērs, kas ļoti labi parādīja, ka Patērētāji Eiropā bija cietēji salīdzinājumā ar patērētājiem ASV. Ir nepieciešams instruments tiesībai sardzībai tieši Eiropā, lai uzlabotu iekšējo tirgu. Merci, madame. Monsieur Paket. Paldies, Paket kungs. Vai jūs gribat tagad izteikties izņēmuma kārtā? Ivamei, thank you, chair. Paldies. Dieselgate būtībā tajā tas ir piemērs, kurā mēs, nu, mēs redzējām, ka patērētājs kļūst par upuri, patē, jo ražotājs uh, ignorē patērētāja tiesības. Kurš uh, ir gatavs uzņemties uh, garu un smagu tiesvedību, tiesājoties ar multinacionālu uzņēmumu un darīt to individuāli, ir jāvienkāršo šī sistēma. Tiesība aizsardzība ir jānodrošina, procedūrām jābūt vienkāršot, vienkāršamām, saprotamām, lai patērētājs varētu, izmantojot pārstāvības prasību, uh, likt ievērot savas tiesības, protams, ne, um, nenolaižoties uh, līdz Amerikas sistēmai, kas ir ļoti ekscesīva. Beļģija šeit ir pozitīvs piemērs. Gebhards Kunze. Paldies! Vispirms liels paldies komisārai Jurovai, jo beidzot ir viņa ir paveikusi kaut ko atbilstoši parlamenta gaidām. Šis jautājums ilgi bija vienkārši tika ignorēts. Es labprāt jau šodien pateiktu patērētājiem, jā, tagad pārstāvības prasība Eiropā ir ieviesta, bet diemžēl Mēs esam labi pastrādājuši, mūsu priekšlikumi ir kvalitatīvi, arī šis ziņojums ir ļoti labi izstrādāts un tika arī koriģēts, bet padome nav vēl nonākusi līdz kopīgam viedoklim. Nav pat izstrādāts tāds pamata dokuments pārunām ar Eiropas parlamentu. Un līdz ar to tiesība aizsardzība ievēlkas šī sistēma, nav izmantojama un uz mums skatās tā, it kā mēs nebūtu izdarījuši to, ko solījām. Arī jaunajā sasaukumā darbs ar šo jautājumu turpināsies, lai pilsoņi varētu būt droši par savu tiesību ievērošanu. Paldies! Paldies! Neviens negrib uzstāties brīvā mikrofona procedūras ietvaros, tāpēc uzreiz došu vārdu jums, Jūrovs kundze, lūdzu. Godātā priekšsēdētāja, godātie deputāti, liels paldies! Um, Eiropas parlaments nu, nāca Dīzelgeita bija tas, ka tāds kā grūdienis, kāpēc mēs pievērsāmies šim jautājumam. Mums ir nepieciešama pārstāvības prasību sistēma, lai uh, patērētāji varētu aizstāvēt savas tiesības. Šādi gadījumi, kur tas ir nepieciešams, ir katrā dalību valstī, piemēram, Spānijā. Šie um, hipotēku līgumi, kas bija ļoti neizdevīgi patērētājiem, no tiem cieta simtiem tūkstošu cilvēku. Tas ir tikai viens piemērs, varbūt pat ne tas pats skandalozākais. Paldies vēlreiz jums visiem, sevišķi referentam. Es domāju, ka. Um, Šis ziņojums gūs atbalstu parlamenta balsojumā, bet runājot par padomi, mums jādara viss, kas mūsu rokās, un jāpārliecina dalību valstis pēc vēlēšanām, ka ir vērts ieguldīt enerģiju un piestrādāt, lai šī sistēma varētu sākt darboties. Paldies! Merci, madame. Paldies, un tagad Didie kungs noslēgumā lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Komisāra Jūrova teica divas ļoti svarīgas lietas. Pirmkārt, ka mērķis ir nevis sodīt kādu, bet uh, tikai kompensēt zaudējumus eh, pilsoņa patērētājiem. Un otrkārt, ka mūsu teksts uh, ir veidots tā, lai novērstu visas šīs te pārmērības kā ASV sistēmā. Un noslēgumā gribētu pateikties kolēģiem Svobodas kungam, kurš uh, savā uh, runā arī eh, pauda savu atbalstu no mūsu politiskās grupas. Um, paldies arī Lebretonu kungam un Delvo kundzei, kura visās diskusijās izrādīja ļoti lielu uh, talantu dialogu veidojot un uh, arī sadarbojās, lai rastu kompromisu. Es labprāt redzētu arī padoms ātrāku rīcību. Uh, bet eh, ja mūs ievēlēs atkal, tad mēs noteikti turpināsim šo darbu un centīsimies to arī pabeigt trialogu ietvaros. Katrā ziņā varat rēķināties ar mums, ar mani eh, labākā um, patērētāja aizsardzībā. Es neatstāsos no šī jautājuma. Paldies, Didie kungs! Līdz ar to šīs debats ir noslēgtas. Balsojums būs rīt. Un tagad mēs redzam, ka ierodas uh, komisārs Kaņētas kungs, uh, un uh, nekavēsimies, turpināsim debatas par nākamo darbu kārtības punktu. Parfait. Donc... Ļoti labi. Tad es domāju, ka varam atsākt uh, debates. Tagad būs uh, jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu, jeb dīzeļgeitu. Būs komisijas paziņojums. Lūdzu, Kaņiec kungs, jums vārds. Madam President. Godātā priekšsēdētāja, godātie deputāti, ir pagājuši četri pusgadi, kopš izcēlās dīzeļgeita. Uh, Un mēs redzējām, ka atklājās, ka tika veikta liela krāpšana attiecībā uz rādītājiem par kaitīgajiem izmešiem no dīzeļmotoriem. Tas lielā mērā nelabvēlīgi ietekmēja patērētāju uzticēšanos, nelabvēlīgi ietekmēja automobīļu ražošanu un vispār visu attiecībā šo regulatīvo ietvaru attiecībā uz automobīļu ražošanu. Uh, uzdevums tagad ir atjaunot uzticēšanos un izlabot paveiktās kļūdas. 2018. gada maijā mēs pieņēmām uh, likumu ietvaru, kas uh, tās bija tādas grozītas normas attiecībā uz uh, automobīļu testēšanu pirms laišanas tirgū. Mēs esam aizstājuši arī kaitīgo izmešu testus, izstrādājuši, panākuši, ka tiek izstrādāti jauni, kas ļauj arī samazināt kaitīgo izmešu apjomu. Ir noteikti mazāki rādījumi, kas ir pieļaujami attiecībā uz uh, kaitīgajām vielām reāla uzbraukšanas apstākļos. Ir izstrādātas procedūras, kas ļauj labāk, tādā modernākā, izmantojot modernākus līdzekļus, izmērīt attiecīgos rādītājus. Un ir izstrādāti jauni testi, kas ir nu, izgājuši arī testēšanas fāzi un pieņemti. Joprojām notiek tiesvedība vairākās uh, lietās attiecībā uz uh, Eiropas likumdošanas pārkāpšanu. 2018. gada februārī uh, komisija izstrādāja nu, vai ievāc informāciju no dalību valstīm par to, kādu kaitējumu dalību valstīm ir nodarījusi dīzeļgeita. Un Eiropas komisija ir noteikusi, ka ar likumu ir jāuzliek pienākums uh, paņ, uzņemt atpakaļ mašīnas, kas nav kvalitatīvas. Un ir izmantot arī sodu sistēma, un šobrīd nav uh, informācijas vai ir uzlabojusies gaisa kvalitāte, uh, savācot atpakaļ nekvalitatīvās mašīnas. Daudzas mašīnas ir nonākušas uh, Uh, Austrum Eiropā un Centrāla Eiropā. Mēs pārnesam tā kā problēmu no rietumiem Austrum Eiropas virzienā un komisijas, viena no komisijas eh, regulām. Tajā ir uzskaitīti visi kritēriji, visi faktori, kas ir jāņem vērā attiecībā uz testēšanu jaunām mašīnām. Pagājušā gada decembrī notika vēl pēdējā tāda nu, faktoru vai kritēriju salīdzināšana. Un konformitātes nu, faktori, tie ir tādi tehniski rādītāji, bet tā pašā laikā es nu, nevaru garantēt, kāds būs uh, rezultāts e, šim aicinājumam ieviest vienotus konformitātes faktorus, bet komisijas ir darījusi visu, kas ir bijis tās iespējās, arī tehniskajā sektorā, un Eiropas uh, Auditora tiesa ir atzinusi, ka šis, šī dīzeļgeita ir tās rezultātā ir jāveic lieli pielāgojumi Eiropas uh, tiesību sistēmā un ir noteikti paies vēl kāds laiks, pirms mēs varēsim noteikt, vai tiešām gaisa kvalitāte ir uzlabojusies. Uh, ir noteiktas robežvērtības un veikti priekšdarbi, lai šāda situā šādā situācijā mēs nekad vairs nenonāktu. Un komisija ir apņēmusies uh, izstrādāto ceļu karti ievērot un uzraudzīs arī, ko dara dalībvalstis. Un es gribētu pabeigt uz tādas pozitīvas nots. Mums ir noteikti ambiciozi mērķi attiecībā uz CO2 samazināšanu, un mums ir jāgatavojas pilnīgi jauna veida automobīļu ieviešanai. Paldies! Paldies! Sāksim ar sociāldemokrātiem un jums, Rovalda Alons kundzei, eh, vārds divas minūtes. Komisāra kungs, eh, vispirms man žēl, ka tā nav Bienkovskas kundze, kas eh, runātu ar mums par atbilstības faktoriem, jo ar viņu mēs daudz diskutējām, un mani ļoti pārsteidz eh, jūsu ļoti apmierinātā runa par darbībām, kas esot veiktas kopš dīzeļgaitas skandāla. Vispirms atgriezīsimies pie šiem atbilstības faktoriem, kas ir ļoti elastīgi, ko piemēro komisija. Uh, šajā reālās braukšanas apstākļu paketē. Un kopiena tiesa um, pieņēma spriedumu, diemžēl dažas valsts, bet arī komisija apstrīd šo spriedumu. Uh, izpildes tiesību aktu uh, anulēja uh, um, uh, šī te, uh, tiesa, un uh, tāpēc, ka uh, tur nav ievērotas normas, un Bienkovskas kundze uh, 20. februārī bija transporta komitejā un arī emis komisijā, komitejā teica, ka iesniegšot tos pašus uh, um, um, kritērijus, kas pārsniec par 110% kritērijus. Uh, dot šādu pielaidi ražotājam, ka viņš var ražot piesāņojošākas uh, mašīnas, tas ir neiedomājami. Tas taču ir uh, tas gaiss, ko mēs elpojam. Mēs varam tikai norādīt uh, komisijas priekšlikumu. Ražotājiem jāuzņem sava atbildība un jāatcauc visas mašīnas, kas neatbilst Eiro 6 normai. Es uh, ar rūgtumu konstatēju, ka uh, komisija uh, ir uzsākusi juridisku cīniņu ar kopienu tiesu. Uh, Un eh, tas ir zaudēts laiks arī mūsu planētai, kaut gan mēs nedrīkstam eh, ne minūti zaudēt. Mums nav vēl viens planēts miljoniem pilsoņu Eiropā katru nedēļu iet ielās, lai prasa un prasa, lai mēs pieņemtu kaut kādus pasākumus eh, steidzami pret klimatu pārmaiņām, jo um, cilvēki, kas dzīvo jo īpaši lielajās pilsētās, vairs nevar izturēt šo te um, milzīgo piesārņojumu. Bet uh, Tātad arī eh, smalko daļiņu eh, piesārņojums ir milzīgs. 110 dienas jau tiek pārsniegts šis 30 eh, mg līmenis. Situācija nav nekas jauns un Visā šais pārkāpuma procedūrās, ko komisija ir veikusi, uzsākus pret eh, dalību valstīm, nav nekādu rezultātu ne no eh, dalību valstu, ne eh, komisijas puses. Tagad EKR grupas vārdā Demis Mākerkungs. Otra dīzelgeita mēs gribējām izmeklēšanas komisijā tātad skatīties, rast risinājums, kā uh, ar to tik galā. Un es biju šīs komitejas, īpašās komitejas uh, uh, vadītājs, bet ir jau pienācis pavasars, jau jāstāda jaunie kartupeļi un vēl ir daudz darba. Taču dīzelgāt vēl joprojām nav īsti eh, šīs, šī putra izstrepta. Avīžu virsrakstos lasām, var būt vēl otra dīzelgeita, vēl nākamā dīzelgeita. Paskatīsimies, kā ar slāpekļu oksīda e, noteikumiem, kas tika ievies 2012. gadā. Bija reālie testi e, reālos braukšanas apstākļos, taču tad šie noteikumi tika padarīti e, vaļīgāki. Mēs balsojām pret to. Tātad tas viss ir negatīvi atsaucies uz CO2 izmešiem. Eiropas Savienības tiesa ir atzinusi, ka slāpekļa oksīda uh, griestu uh, uh, padarīšana caurlaidīgāk ir nelegāla. Es nevaru saprast, ko komisija vēl gaida, lai beidzot sāktu rīkoties. Nākamais Herbrandī kungs, divas minūtes. Es vēlos par diviem punktiem šovakar runāt. Pirmkārt, parlaments nekad īsti nav saņēmis uh, eh, saturisku atbildi no Eiropas komisijas uh, uz uh, izmeklēšanas komitīs uzdotiem jautājumiem. Jā, Bienkovska skundze mums sniedza atbildi, bet tikai uh, Eh, par komentāriem, ne par rekomendācijām. Un uh, viņa sacīja, ka viņa nevarot nemaz arī īsti uh, atbildēt, uh, kas ir diezgan dīvaini. Komisija taču ir koleģāla iestāde. Mēs runājam par demokrātisko atbildīgumu, un es pieprasu no komisijas pirms šī mandāta beigām uh, saturiski atbild uz mūsu izmeklēšanas komisijas rekomendācijām Otrakārt, mēs nekad neesam dīzelgeitu tā īsti ar, ar viņu tikuši galā. Ir jauna likumdošana nākus klajā, bet ir joprojām miljoniem šo krāpniecisko transporta līdzekļu, kas uh, pārvietojas par Eiropas pilsētām. Mums ir vajadzīgi skaidra eiropeiska atbildi. Tagad viss ir dalībvalstu ziņā, mēs redzam, ka atsevišķas dalībvalstis eh, tad rīkojas tā, ka eh, eh, šīm mašīnām vairs neļauj braukt viņu valstīs, bet eh, tās eksportē uz citām Eiropas valstīm. Tā tad problēma paliek Eiropā, un tas nekādīgi nopietni nerisina daudz miljonu eiropiešu problēmas. Eiropas komisija ir vienīgā, kas var nākt ar patiesu eiropeisku risinājumu. Lūdzu, komisār kungs, attiecieties pret to nopietni organizējot augstu līmeņu e, samitu ar visām dalībvalstīm, lai šīs e, automašīnas dabot nost no ielām. Pieprasiet, lai ražotāji paņem apakaļ šīs automašīnas un ka ir jāizpildējas likumdošana, e, piemērojot gan programmatūras, gan arī dzelžu pārbūvi. Tagad Eikhauta kungs nākamais. Paldies, komisāra kungs. Laikam arī man nāksies piebalsot neapmierinātībai. Mēs zinām, ka ir zināmi uzlabojumi, vēl darbs turpinās, bet ir arī neatrisināti jautājumi, kā jau kolēģis Harbrandī norādīja pa ielām joprojām brauc uh, automašīnas, kas ir smagi piesārņojušas, kas ir dīzelgeitas automašīnas, un komisija nerīkojas, lai dalībvalsts piespiest kaut ko darīt. Tas eh, dod pamat bažām. Bet es gribētu arī uzdot jautājumu. Mēs zinām, ka ir dažas līguma pārkāpuma procedūras. Komisāra Bjankovska vienmēr sola, ka būs vairāk pārkāpuma procedūra. Tā tas bija debašu karstumā, vai tas bija vienkārši tā bija tāda taktika, lai nomierinātu parlamentu. Tie bija lieklīgi vārdi, vai mēs tiešām varam veikināties vēl ar līguma pārkāpuma procedūrām? Kas tad nu gal galā ir? Un visbeidzot, uh, Arī ombuds ir iesaisties. Mēs gribam lielāku caurspīdīgumu arī tehniskajās darbgrupās. Eh, eh, komisija, Eiropas komisija nesniedz mums tehnisku sanākšanu eh, protokols. Mums ir vajadzīgi šie protokoli. Pretējā gadījumā rodas iespējas, ka komisija tikai sārgā dalībvalstis, kuras e, slēpj e, savu kaunpilno e, rīcību. Kilonenes kundze nākamā. priekšsēdes kundze, e, kolēģi. Paraudzīsimies spogulī, ko esam paveikuši. Tas ir svarīgs jautājums, runājot par patērētāju tiesībām, piemēram. Esmu runājis ar daudziem cilvēkiem, un viņi ir uzdevuši ļoti labu jautājumu, ko viņi var darīt, lai cīnītos pret klimatu izmaiņām, lai mazinātu emisijas, e, sīko daļiņu, daļiņu emisijas, uh, īpaši cilvēki, kam pieder dīzeļu transporta līdzekļi, kādas ir viņa juridiskās garantijas, ja viņi ir labticīgi pirkuši šīs automašīnas, un tagad ir izrādies, ka e, tās nav, neatbilst e, piesārņojuma normām. E, te nav runa tikai par likumdošanu, bet arī par mūsu praktiskiem darbiem. Un cik lielā mērā patērētāji vēl var uzticēties ražojumiem, kas ir apstiprināti uh, certificēti, tad, tad mums ir jāraugas plašāk. Domājot par dīzeļu transporta līdzekļu nākotni, kā varam viņus aizstāt, kā varam gādāt. Lai šie transporta līdzekļi izpildītu mūsu piesāņojuma normas. Kas sekos pēc dīzelgeitas? Atbilžu nav. Ir vajadzīgi risinājumi. Attiecībā uz likumdošanu, kā arī, lai atgūtu pilsoņu likumdošanu. Evī kundze, pusotru minūte FDD grupas vārdā. Paldies, priekšsēdes kundze. Mūsu izmeklēšanas komiteja centās e, iespīdināt gaismu šajā tumsā, bet laikam neko daudz nepanācām. Komisija, dalībvalsts, autoražotāji pat ir arī to atzinuši. Tagad ir jauna eh, stipveida pielaides, eh, stingrāka tirgus uzraudzība un cerams, drīz būs arī kompensācijas sistēma kas nodrošinās labāko aizsardzību patērētājiem. Bet dīzelgeits joprojām met ēnu, tas ir atstājis netīru mantojumu. Miljoniem netīru automašīnu joprojām ir tirgū. Ražotāji par to nav samaksājuši pēc šīs patērētāju krāpšanas. Kamēr tas nemainās. Mēs nevaram sacīt, ka esam savu darbu paveikuši. Ļoti svarīgi, lai arī Eiropas valdības uzņemas savu atbildības daļu. Joprojām nesam saņēmuši atbildes uz īpašās izmeklēšanas komitejas uzdotiem jautājumiem. Pilsoņi arī sev jautā, vai ražotāji maksās par uh, vajadzīgam uh, eh, piesaistīšo transporta līdzekļu modernizācijām. Nākamās Halda Mozes kundze. Paldies! Kā jau vairāk komi, kolēģi šeit eh, norādīja, komisija šeit izrāda tādu lielu pašapmierinātību. Par ko? Ir jauni noteikumi, nu ļoti labi, ka tā, bet tie būs spēkā tikai no 2020. gada un joprojām miljoniem netīru automašīnu brauc pa Eiropas ielām. Daudzās dalībvalstīs nav atsaukušas šos transporta līdzekļus, nav pieprasījušas, ka tie ir jāmodernizē. Ir 20 dalībvalstis, kas nepilda savus pienākumus. Tā ir ļoti nopietna problēma. Šīs mašīnas piesārņo dabu un eh, apdraud cilvēku veselību. Mēs zinām, kas tie ir par transporta līdzekļiem. Kā gan komisija var izrādīt apmierinātību, ja šīs mašīnas joprojām brauc pa ielām? Ir kaut kas jādara, lai dalībvalstis piespiestu rīkoties arī nākotnē. Tas nevar notikt uz brīvprātības pamata. Šīs automašīnas ir jāpaņem atpakaļ. šie procesi ir jāuzrauga neatkarīgi, neatkarīgi lai likuma prasības tiktu pildītas. Arī nevalstiskajām organizācijām ir jāvar uzraudzīt likumu ievērošanu. Mums jāgādā, lai automašīnas kļūtu tīrākas, e, tas ir svarīgi, iedzīvotāji e, vides veselībai un klimatam. Šīs automašīnas nedrīkst vienkārši pārdot uz Austrumēropu, kur cilvēkiem eh, nav tādas rocības. Komisijai beidzot ir jārīkojas, un proti tagad, eh, nevis kaut kad vēlāk. Zlatovska kungs minūte. Paldies, priekšsēdz kundze. Priekšsēdus kundz komisāra kungs. Dīzelgeita bija tiešām skandāls. Diemžēl automašīnu ražotāji visas, eh, visu atbildību nav uzņēmušies. Patērētāji, automašīnu īpašnieki tad eh, ir bijuši spiesti eh, vērsties tiesā E, cīņa par dīzelgeitu e, seku likvidēšanu nevar būt cīņa pret automašīnu īpašniekiem. Cīņa par tīrāku gaisu nevar būt cīņa pret vietējiem iedzīvotājiem. Pat domājot par vidi, ir jāievēro veselais saprāts. Darbie kolēģi, drīz būs pagājuši četri gadi, kopš sākās dīzelgaitas skandāls. Vairāk kā 30 miljoni dīzeļa automašīnu, kas bija piesārņojošāks nekā atļāva normas. Pats šis parlaments izveido izmeklēšanas komiteju, pieņēma ziņojumu ar ieteikumiem. Tas viss palika bez atbildes, un tagad eh, mēs. Uh, cietīsim no šī gaisa piesārņojuma, nereaģējot, ļausim vienkārši šīs mašīnas nomest kaut kur uz ceļiem. Komisija ir jārēģē uz šo satraucošo situāciju. Nevar teikt, nu, jūs nevarat ievērot normas, tas nekas, turpiniet piesārņot. Nu, nē Tas, ko mēs prasām, ir, lai tiektu gūta mācība no dīzelgaits, lai tiktu pieņemti mūsu ieteikumi, lai tie tiektu ieviesti. Pie, kā labā jūs strādājat? Pietiek runāt, jāsāk darīt. Il n'y a pas de demande. Neviens negrib izteikties brīvā mikrofona procedūras ietvaros, un tāpēc, tāpēc tagad došu jums atkal vārdu, komisāra kungs, lūdzu. Liels paldies par šīm debatēm. Un es ļoti uzmanīgi klausījos, ko jūs sacījāt. Daudzi runāja par um, dīzeļgeitas um, uh, un dīzeļgeitu un tā saistīto uh, līguma pārkāpšanas procedūru. Vairākas valstis, ieskaitot Vāciju, Luksemburgu, Lietuvu un citas, nav pilnībā ieviesušas savā likumdošanā um, šos, nu, šos, šīs tiesiskās normas, kas attiecās arī uz sodu, kur, kas ietver arī sodus. Un Mēs nosūtījām formālu vēstuli arī Itālijai par Fiat īstenoto politiku. Mēs varam apsolīt, ka komisija turpinās sekot līdz tam, kā tiek ievērot skaitīgo izmešu kontroles normas un 2000. 8, 18. gadā mēs esam sākuši apkopot informāciju, kādu dalību valstis sniedz. Austrija, Dānija, Somija, Francija, Portugāla un Slovēnija ir valstis, kas šeit ir iesaistījušās atbilstoši tam, ko mēs esam sagaidījuši. Mūsu nolūks ir panākt, lai 100%, lai visas nekvalitatīvās automašīnas tiktu atsauktas un paņemtas atpakaļ. Un ceram, ka 2019. gadā mēs pavirzīsimies uz priekšu. Uh, varat būt pārliecināti, ka komisija neignorēs arī turpmāk dīzelgeitu. Un mēs turpināsim uzraudzīt, kā tiek ievērotas normas attiecībā uz skaitīgajiem izmešiem un kā tiek ievestas, jaun, ieviestas jaunās tiesību normas, kam ir jādarbojas arī visā tirgū bet jāuzsver, ka normu ievērošana un arī uzraudzīšana pirmkārt ir dalību valstu uzdevums. Šeit mums ir jāstrādā visiem kopā, ieskaitot, protams, arī ražotājus. Un ceram, ka arī jūs, Eiropas parlamentārieši, atbalstīsiet mūs turpmāk. Paldies! Paldies! Šīs debats ir noslēgts. Balsojums notiks ceturtdien. Gerbrandī kungs. Jūs gribat atsaukties uz reglamentu. Jā, priekšsādātais kundze, reglamenta jautājums. Komisāra kungs neatbildēja uz manu jautājumu, kāpēc komisija nereaģēja uz visiem ieteikumiem un secinājumiem, ko izteica izmeklēšanas komisija. Es neprasu eh, komisāram uzreiz to tagad eh, uz to atbildēt, bet varbūt jūs kā priekšsādātāji varētu lūgt komisijai pēc iespējas drīzāk raktiski atbildēt uz to um, vēlams šonadēļ, lai mēs vēl varētu rīkoties. Paldies par jūsu teikto, Gerbrandī kungs. Jā, tas ir tiešām tas, ko mēs prasījām komisijai. Uh, Tagad pāriesim pie nākamajām debatēm. Tas ir Bonīkunga ziņojums par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem. Lūdzu, Bonīkungs, jums vārds uz četrām minūtēm. Okay. Szanowni Państwo, <clears throat> panie komisarzu. Dāmas un kungi, komisār kungs. Es gribētu pateikties eh, no visas sirds visiem eh, mūsu līdzreferentiem. Mums izdevās eh, panākt patiesus kompromisus, kaut gan sākotnēji viedokļi bija diezgan atšķirīgi. Dažas lietas būs svarīgas rītdienas balsojumā. Mums ir jāmeklē tādi saprātīgi risinājumi, kurus var arī ieviest. Ne viss šodien ir iespējams, jo nav uh, patiesu tehnisku testu. Tāpēc mēs gribētu uzlikt par pienākumu komisijai darīt kaut ko pirms uh, nākamās direktīvas pārskatīšanas. Kas tad ir tagad svarīgi? Transports sektors ir atbildīgs par trešdaļu enerģijas patēriņa uh, um, Eiropas Savienībā un autoceļu transports ir atbildīgs par 22% visu siltumnīca efektu gāzu emisiju un ri, riepas uh, pretestības dēļ ir atkarīgi, at, atbildīgas par 5 līdz 10 procentiem degvielas patēriņa, eh, ko, kas ir automašīnām. Un tāpēc jaunā modeļa um, riepu marķējums nodrošinās to, lai būtu drošākas un klusākas automašīnas un arī, lai samazinātu emisijas transporta sektorā. Tas ir ļoti svarīgs solis uz priekšu. Uh, jo patērētāji, eh, lietotāji tad varēs eh, vairāk uzzināt par eh, attiecīgo riepu, saķeri, par ehm, trokšņa līmeni un citiem rādītājiem. Un zinās arī, kā riepas uzvedas, piemēram, slapjā laikā vai kad ir apledojis ceļš. Tas ir jauninājums šajā jomā Un um, šajā marķējuma sistēmā esam ieviesuši arī uh, jaunus riepu veidus, kad uh, sākumā nebija pieejami. Tādējādi patērētāji varēs labāk izmant, izvēlēties riepas uh, un efektīvāk izmantot un izmantot arī labāk šos produktus, lai veicinātu aprits ekonomiku. Eh, direktīvas pārskatīšanā, eh, pārskatīšana ir paredzēta eh, jau un būs obligāti teks, testi, testēšana riepām attiecībā uz bērzi, piemēram, un arī par mikroplastikas lietojumu kas varētu pēc tam atdalīties no riepām. Šie rādītāji tagad būs jānorāda marķējumā, līdz ar to tas būs skaidri redzams patērētājiem un jaunais regulējums šo sistēmu padarīs arī caurskatāmāpu un tādējādi būs vieglāk ievērot noteikums, jo būs pienākums reģistrēt riepas produktu datubāzē un šai informācijai par riepām uh, Būtu jāparādās arī rēķinos, kas tiek nodoti tirgotājiem. Uh, Un ja šī informācija nav rēķināta, tad to varētu pievienot. Un e, tā kā patērētāji labāk e, varēs iepazīties ar produktiem, e, viņi varēs labāk tos inform, izvēlēties. Tas veicinās arī riepu draudzīgumu videi. Paldies! Arijas Kaņieta kungs, lūdzu, jums tagad vārds komisijas vārdā. Priekšsādātājs kundze, godātais referent kungs, godātie deputāti. 2009. gadā tika pieņemts tagadējais riepu regulējums, un komisija tas ir jāpārskata. Pēc divu gadu pārskatīšanas komisija ir pieņēmusi priekšlikumu pārskatīt marķējumu noteikums attiecībā uz uh, riepām. Tas bija pagājuši, kad trešās mobilitātes pakets ietvaros. Tas ir svarīgs priekšlikums, jo ceļu transports ir atbildīgs par 27% uh, uh, enerģijas patēriņa. Uh, un riepu pretestība uh, rada 5 līdz 10% degvielas patēriņu, un tāpēc šāds moderns mārķējums sniegs patērētājiem vajadzīgo informāciju, lai varētu uh, patēriņu samazināt un ietaupīt līdzekļus. Mēs uh, aplēšam, ka 129 petaģauli uh, um, degvielas varētu gadā ietaupīt un 10 miljonus tonnas uh, CO2 un uh, apmēram 4 miljoni um, pasažieru automašīnu. Tas būtu uh, mazāk uh, Eiropā arī degvielas ietaupījums būs liels. Un vispirms gribētu apsveikt referentu un komiteju ar parlamentā panākto progresu. Es uzskatu, ka viņa ziņojums stiprina komisijas priekšlikumu daudzos punktos, jo īpaši eh, runājot par marķējumu pieejamību internetā un arī attiecībā uz starptautisko riepu marķējumu. Man ir arī prieks, ka ziņojums atbalsta komisijas priekšlikumu attiecībā uz uh, riepu iekļaušanu produktu uh, reģistrācijas datubāzē par enerģijas aspektiem. Tomēr komisija uzskata, ka varēja stiprināt vēl sekojošās jomas uh, tātad eh, rādītāju klases gandrīz nav mainītas kopš iepriekšējā regulējuma, bet tā pašā laikā F un G klases riepas vairs nevar eh, pārdot Eiropas tirgu, jo drošības regula to aizliedz. Un eh, paliekošās klases, ja mēs atstājam kā tās ir, tas nozīmē, ka riepa ražotājiem vairs nav stimula uh, inovēt un uh, lai stirgo inovatīvākus, uh, drošākus uh, produktus. Jārunā arī par mikroplastiku, kas ir riepu sastāvā, tas ir lielākais šīs plastikas piesārņojuma avots, un tāpēc komisija uzskata, ka tik līdz ir pieejama uzticama testēšanas metode, ir jāievieš pēc iespējas drīzāk jauni uh, um, noteikumu. Delegētie tiesīgu akti būtu labs veids, kā to darīt, bet ziņojumā tagad ir paredzēta jauna likumdošanas procedūra. Ir vēl daži bāžu punkti, piemēram, vājināts kontrols no darību valstu puses, nav vairs pienākums uh, uzrādīt marķējumu reklāmās. Uh, Un uh, esmu pārliecināts tomēr, ka šie jautājumi var tikt atrisināti turpmākajās uh, eh, koplāma procedūras eh, fāzēs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Si Paldies, tagad vienu minūti Martāna kungs sociāldemokrāta grupas vārdā, lūdzu. Madame la Présidente, moi je voulais aussi remercier le rapporteur, M. Boni, pour son sens euh, euh, de l'écoute et d'ouverture. Mais néanmoins, de mon point de vue, le compte n'y est pas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 25% no enerģijas patērē ceļu transports. Tāpēc mēs runājam par nozīmīgu sektoru. Tas attiec ne tikai uz enerģijas patēriņu, tas skar veselību, arī trokšņa piesārņojumu. Ir ļoti būtiski pārskatīt šo regulu un iekļaut tajā jaunus stimulus, lai cilvēki iegādātos kvalitatīvākas riepas, lai viņi investētu labākās riepās un līdz ar to enerģija tiktu izmantota efektīvāk. Es atbalstu to, ka zemes kvalitātes riepu lietošana ir jāaizliedz un aizmir, mēs atbalstam arī nepieciešamo uh, stimulu ieviešanu. Paldies, um, Zoriņo kungs. Sevišķi svarīgi ir šajā kontekstā uh, prasmīgi izmantot resursus, liederīgi izmantot tos. Tika pieminēts arī reģistrs, eh, liepu, riepu iedalīšana kategorijās. Um, Tas iekļaujas arī cikliskās ekonomikas kontekstā. Manuprāt, ir izdarīts labs darbs, energoefektivitāte kļūs labāka, bet netiks apdraudēta ražošana Eiropā. Tas viss ļaus mums um, uzlabot šī sektora kvalitāti. Un paldies arī šeit neviens nevēlas uzstāties brīvā mikrofona procedūrā Kaņetes kungs. Paldies par visiem, kas, visiem, kas izteicās debatēs. Um, kvalitatīvs riepas ir viens no tematiem, kas attiecās uz kvalitatīvu ceļu transportu. Ir nepieciešams, lai uh, lietotājiem būtu atbilstoša informācija par riepu kvalitāti un par atšķirībām. Te ir dažādi aspekti. Viens no tiem ir troksnis, arī saķere ar ceļu un tā tālāk. Eiropas parlaments ir atbalstījis Eiropas komisijas iestrādes. Es uzskatu, es to vērtēju ļoti pozitīvi, un mēs ļoti labi varēsim šādā pašā sadarbības noskaņā turpināt sadarbību pie šī jautājuma. Paldies, Bonīkungs! Panie komisārzu, bardzo dziękuję. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem, kas piedalījās. Dokuments, ko mēs esam sagatavojuši, ir ļoti nozīmīgs. Parlaments gatavojas trialogam. Uh, Mums ir, mēs esam jau panākuši šo to, ar ko varam lepoties, bet to, ko sacīja Martēna kungs, ir. Nav angļu tulkojuma. Nebija tulkojuma angļu valodā. Es atvainojos. Jūs varat atsākt uh, jūsu valodā, lūdzu. Es turpināšu angļu valodā. Liels paldies vēlreiz visiem! komisāra kungam, visiem mūsu um, kolēģiem, kas sadarbojās. Manuprāt, tas ir ļoti labs pamats turpmākajam darbam, trialogos, droši vien nākamajā sasaukumā parlamentā Un es domāju, ka mēs visi labi saprotam, cik uh, svarīgi ir uh, tas, ka ir skaidra informācija pieejama patērētājiem, bet es piekrītu Martāna kungam, ka mums ir jāturpina diskusijas, jāpātrina mūsu darbs, uh, strādājot pie tā, lai izvairītos mikroplast, no mikroplastikas piesārņojumu no riepām. Tā ir jābūt daļai no mūsu Eiropas cīņas pret negatīvajām sekām plastikas, plasmas lietojumā. Merci beaucoup. Paldies. Un tās bija tādas īsas debatas izrādās, kuras tagad ir noslēgušās, un balsojums būs rīt. Un runājot par īsām runām, tagad pāriesim pie vienas minūtes runām. Tokeša kungs būs pirmais, kas uzstāsies, lūdzu. elnök asszony az. Priekšsēdus kundze, pēdējo gadu gaitā Eiropas uh, uh, ko komisija, diemžēl, ir norādījusi divas Eiropas pilsoņu iniciatīvas, e, kas bija vērts uz tradicionālu nacionālu minoritāšu aizstāvību. Tieši tādēļ varam priecāties, ka es Luksemburgas tiesa beidzot ir uh, atzinusi e, to, e, ka e, tomēr šīs pilsoņu iniciatīvas ir jāreģistrē, proti šīs divas, par kurām es runāju E, vērš uzmanību uz to, ka e, Rumānijas sēkajiešu e, nacionālās padoms arī pilsoņu iniciatīvu, kas ir norādījusi, kas ir pieprasījusi sēkajiešu zemes un partijas Ungāru reģionu, Ungāru nacionālas minoritātes diskriminācijas izbeigšanu uz tautības pamatu, kā arī es kohezijas struktūru un reģionālo fondu atbalsta ekonomikas atpalīdzības krīzes pārvarēšanu. Esam jau savākuši vienu miljonu parakstu, savāksim arī vēl otru miljonu. Paldies. Paldies, kundze, lūdzu. We are celebrating 40 years. Uh. Leiboristi jau 40 gadus ir pārstāvēti Eiropas parlamentā. Sievietēm no mūsu partijas arī ir bijusi liela loma, ne tikai sieviešu tiesību komitejā, bet arī strādājot ar starptautiskām tarptautisko tirzniecību, veselību, kultūru, izglītību un daudziem citiem jautājumiem. Es gribu augstu novērtēt sievietes, kas strādāja pirms manis Dženija Beke un Barbara. Barbara Kasela, Džoisa Kvinna, Kristīna Kraulija, Karela Tanna, Polīna Grīna, Anita Polaka, Anģela Belingema, Veronika Hedstata un daudzas citas. catherine styler mary honeyball glenis willmott lucy anderson annalise dodds teresa griffin judith curtin darling claire moody alex mayer. it is one. Simts gadi ir pagājuši kopš tika ieviestas sieviešu vēlēšana tiesības un eh, arī sufrāžistu tiesību eh, kustība izcēlās Anglijā. Mums ir nepieciešams drosmīgas sievietes. Aicinu visas sievietes apvienotajā karalistē un Eiropā aizstāvēt Eiropas tiesības. Paldies! Siljovičs. Ceļmovičs kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Zviedrijā atrodas apmēram 8000 mazgadīgu bēgļu bez pilngadīgiem pavadoņiem, kas ir iestrēguši. Viņi ir kļuvuši par augsta līmeņa politiskās spēles upuri. Tad, kad sociāldemokrāti gribēja parādīt augstsirdību, viņi apgalvoja, ka Zviedrijai nav robežu, Tad nāca vēlēšanas, un tie paši sociāldemokrāti konstatēja, ka Zviedrijai tomēr ir daudz robežu, visādas robežas. Un nebija pieļaujams, ka vairāk vēlētāju e, pārietu pie ekstremāliem labējiem. Viņi liedza šiem jauniešiem e, pastāvīgās uzturēšanās atļaus. Tagad bija atkal jāparāda stingrība e, uz šo jauno bēgļu rēķinu Tā tad eh, notika politika, viņi tika izraidīti, skatoties uz to, ka viņi jau bija iedzīvojušies viesģimenēs. Eh, ļoti cīniska spēle, augstā līmenī, cilvēku necienīga. Mēs nedrīkstam atļaut šo sociāldemokrātu cinisko spēli, tad tā ir jābeidz. Paldies, eh, Solē kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Kauns. Kauns. To daudzi no mums izjūt. Pēc sešu nedēļu politiskas tiesas prāvas pret visiem zināmiem katalāņu politiķiem 12 pēc skaitu. Jau simtiem dienu viņi ir pavadījuši cietumā. Pēc demokrātiska referenda, ko pieprasīja pilsoņi. Visi, kas ir par to atbildīgi, lai kaunās. Arī neofrankistu partija, kas tīši pārspīlē, eh, sagroza faktus, lai sacītu, ka kopš 2017. gada oktobra noti, esot notikusi vardarbīga, eh, vardarbīgs dumpis. Eh, šis tiesas process eh, ir nacionālisma instruments. Tas ir milzu solis atpakaļ pamatiesību ziņā. Pimenta Lopes kungs, lūdzu. Nu, a calamidade abateu-se sobre as regiões do centro de... Paldies, priekšsēdētāji. Mozambikā ir milzīga katastrofa. Plūdi. 90% um, pilsētu ir izpostīts uh, un jau ir apstiprināts, ka 475 cilvēki ir gājuši bojā veseli reģioni ir izpostīti, malārija, holēra izplatās, eh, un šo slimību rezultātā arī iet bojā cilvēki. Asto, apvienotās nācijas ir apsolījuši 290 uh, eh, miljonus eiro, un Eiropa 2,5 miljonus uh, eh, eiro, uh, lai palīdzētu arī Zimbabvei un Malavī. Un šis finansējums ir strauji jāpalielina. Uh, papildus finanšu atbalstam ir jābūt arī materiāliem un medicīniskiem atbalstam ir arī jāapsver citi pasākumi, kā sniegt palīdzību, piemēram, no attīstības fonda varētu atvēlēt finansējumu, tiek apstiprināti šādi palīdzības pasākumi. Paldies! W ostatnich dyskusjach e, nad wypowiedzią. Nākamais runājotājs. Paldies runājot par uh, nesenajām diskusijām par to, ko teica eh, Tajānīkums, tika minēts Piero Spinelli, eh, kā viens no Eiropas dibinātājiem. Viņa portrets eh, arī atrodas mūsu Briseles ēkā, un arī ēka ir nosaukt viņa vārdā Altiero Spinelli. Viņu sauc par demokrātijas tēvu un paraugu, bet patiesībā viņš bija komunists un uh, komunisms ir uh, uz uh, genocīdu vērsta sistēma. Un manifests, ko viņš uzrakstīja, Eiropas svarība, Savienībā tiek nosaukts kā svarīgs. Viņš rakstīja, ka demokrātija radīs jaunu valsti, tātad es citēju šo te viņa vīziju. Tas nenozīmē, ka mums būtu jātiek. Uh, es tātad gribu uzsvērt, ka Spinelli nebija demokrāts. Šoidrovs kundz, lūdzu. Děkuji za udělení slova, dámy a pánové. Ten... Paldies, priekšsādātājs kundze, dāmas un kungi. Šonedēļ bija jāpabeidz uh, viens svarīgs etaps, eh, proti, ka kāda valsts, Lielbritānija, izstājas no Eiropas Savienības, tas bija paredzēts, bet neizskatās eh, īpaši optimistiski. Neviens eh, apvienotajā karalistē nepriecājas, valsts ir ieslīgusi hausā, izskatās pēc tādas nepārdomātas uh, sēriju filmas. Uh, Neviens nezina, kas uh, mūs gaida, visdrīzāk jau zaudējumu, un izskatās, ka referendums ir bijusi milzīga kļūda, bet uh, vēlētāju uh, teiktais ir jārespektē. Bet kā tad būtu, ja balsotāji vēlētāji tagad paši saprastu, ka viņi ir izvēlējušies nepareizi un nemaz nevēlas izstāties tie, kas norganizēja referendumu, negrib atzīt, ka ir gūta sakāve, bet uh, zaudējumi ir visiem, gan apvienotajā karalistē, gan Eiropas Savienībai. Vajadzētu panākt uh, vienošanos, kas ļautu šo uh, situāciju atrisināt pozitīvi un būtu jāorganizē vēl viens referendums. Tagad Nekov kungs, lūdzu. Godātie kolēģi, šajā zālē mēs uh, bieži vien. Uh, dzirdam, ka valstīm un cilvēkiem tiek stāstīts, kas tad ir tiesiskums, tiek mācīts dzīvot, un bieži vien tās ir tās pašas valstis. Tā pašā laikā mēs pagriežam muguru realitātei, kas manā valstī, Bulgārijā, diemžēl ir kļuvusi par realitāti. Gerb valdība. Uh, Um, tagad ir skaidri parādījies, ka šīs valdības pārstāvji ir pirkuši nekustamos īpašumus zemes tirgus cenas, un uh, viņi stāstīja tāpēc, ka um, cena tiek panākta sarunu rezultātā un ka tas ir legāli. Uh, ka tas ir zem tirgus cenas, tad kāpēc tad uh, nabadzīgi cilvēki vai jaunas ģimenes nevar uh, nopirkt nekustamos īpašumus par tādām pašām cenām? Kā jūs varat saukt sevi par deputātu, par likumdevēju, ja nevēlaties uh, piemērot likumus? Ir pienācis pēdējais laiks pārtraukt šo monāro degradāciju. Mm, Šajā valstī, kurā ir viszemākie dzīves standarti Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, Skripek kungs pani predsedajúca paldies priekšsēdētāja viņš dzīvoja kā mūks tā saka ja cilvēks dzīvo tā ļoti morāli augstvērtīgu dzīvi diemžēl man jārunā par slepkavību viens no korumpētākajiem oligarhiem Slovākijā nolēma pasūtīt žurnālista slepkavību. Žurnālists meklē patiesību un žurnālists gribēja atklāt patiesību. Un mums jābūt sašutušiem visiem, ne tikai mums Slovākijā. Uh, Un es gribētu aicināt vai pateikt paldies Eiropas parlamentam par paveikto cīņā pret korupciju. Uh, šī slepkavība ir tā ir pat nezinu, kā to vērtēt. Cilvēki iet ielās, protestē, un mums ir jāpateic arī žurnālistiem par viņu darbu. Mitrofāno kungs, lūdzu. Tevu. Jā, jums vārds Mitrofāno kungs. Monsieur Mitrofanovs. Madam Chair. Priekšēdētājs kundze, es runāšu par migrācijas procesiem Eiropas Savienībā un uh, līdzsvaru, kurā, kas, kura pietrūkst. Uh, darba spēkam arī ir pārvietošanās brīvība. Uh, visnabadzīgākajās valstīs labi izglītoti cilvēki iegūst izglītību un pamet šīs valstis, un tas apdraud ekonomisko kohēziju. Es domāju, ka nākamajā sasaukumā ir jāizveido sistēma, tiešam atbalstam augsti izglītotiem cilvēkiem Eiropas Savienībā, lai viņi var palikt savās valstīs un tur strādāt. Un ir jāsamazina atšķirības starp jaunajām un vecajām dalību valstīm, un cilvēks nedrīkst piespiest pamest savus, atteikties no savām cerībām. Es šeit runāju pirmkārt par ārstiem un medmāsām. Paldies! Farijā kungs. Paldies, priekšēdētāji. Paldies. Uh, valdība Spānijā uh, vēlās pagarināt darbības laiku uh, divām atomelektrostacijām. Turklāt tas notiek jau otro reizi. Kāpēc? ir pagājuši 17 gadi, kopš šīs uh, atomelektrostacijas vajadzēja slēgt. Tās atrodas seismiski jutīgā reģionā, tad netālu atrodas arī upe, un nepārāk tālu ir arī Lisabona un Natūra 2000 uh, eh, teritorijas. Um, kā izskaidrots, kāpēc netiek ņemti vērā pētījuma rezultāti par ietekmi uz vidi un uz dabu, kāpēc joprojām tiek atļauts darbināt šīs atomelektrostacijas. Spānija šķiet vairāk ir ieinteresēta enerģijas ražošanā nekā uh, nākamo pauģu drošībā. Tā ir krievu rulete tiešām. Jā, ļaušu jums apsēsties. Paldies, priekšsādātais kundze, dargie kolēģi, esmu ļoti nobažījies par diplomātisko attiecību situāciju pasaulē. Aizvien vairāk ir atteikumi uh, diskutēt uh, Un tas tiek prezentēts kā tāds uh, lielisks diplomātisks gājiens. Pat uh, augstāk ar laikā bija diplomātiskie kanāli, ar kur starpniecība varēja noskaidrot situāciju, rast risinājumu, bet vissvarīgākais uh, izvairīties no bruņotiem konfliktiem, kas varētu uh, izraisīties. Tagad uh, runājot par uh, otras puses viedokli. Um, šāda dialoga nav. Tātad diplomātijā nav jāpiekrīt sarunu partneru viedokli. Vienkārši tas ir veids, diplomātija ir veids, kā uh, rast vienošanos. Tas jau nenozīmē, ka jums viss ir jāpieņem. Ir jāatgriežas pie diplomātijas kā problēma risināšanas instrumenta starp valstīm. Paldies! Merci, Paldies, Zaborskas kundze, lūdzu! Merci, Dnes si pripomíname Medzinárodný deň. Paldies. Šodien mēs svinām bērna dienu, radītā bērna dienu. Dzīvība ir pelnījusi aizsardzību jebkurā brīdī. Mūsu mērķis ir izveidot vidi un tādus apstākļus, uh, kurā katra dzīvība tiek uztverta kā vislielākā dāvana un vislielākā vērtība, un cilvēks ir pelnījis cilvēku cienīgu dzīvi gan vecumā, gan slimības laikā. Tāpat arī embrijs ir pelnījis aizsardzību, jo tā jau ir dzīvība. Uh, ir jāvērtē ar cieņu uh, dzīvība un mums ir attiecīgi jāveido arī mūsu prioritātes ekonomikā, izglītībā, veselības aizsardzībā un migrācijas politikā. E, tas ir kā aizpogājot uh, nepareizi pirmo pogu, arī viss pārējās ir nepareizi. Paldies, ka puto kungs lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Apulijā simtiem gadu veci elī, olīvu koki, tos ir atļauts um, nu, iznīcināt. Protams, ir nepieciešami līdzekļi, lai lauksaimnieki varētu strādāt, bet mums ir nepieciešama arī nauda, lai īstenotu alternatīvus pasākumus, lai varētu, nu, piemēram, izmantot metodes, ko izmanto Amerikā vīna audzētāji, un tās varētu izmantot arī attiecībā uz olīvu kokiem. Es uh, domāju, ka šeit kopā ar Eiropas Savienības iestādēm ir iespējams uzlabot situāciju pirms nav par vēlu. Un tieši vienā no uh, ielējām ir svarīgi novērst tuksnešu veidošanos. Paldies, un pēdējā runātāja Andersonis kundze. Iespējams, ka šī ir pēdējā pirmdienas nakts, kad es varu šeit stāvēt un runāt Ziemeļīrijas cilvēku vārdā. Uh, jo Brexita dēļ mums ir jāaiziet no Eiropas Savienības. Be Brexits uh, um, Anglijas apvienotās karalists valdība pat vairs nespēja izlikties, ka tā zina, ko dara. Un būtībā netiek ievērotas ne tiesības, ne uh, drošība, eh, republikāņi eh, neņem vērā eh, iedzīvotāju intereses. Lielākā daļa Ziemeļīrijas iedzīvotāju lielās piekdienas vienošanās netiek ņemta vērā un lielākā daļa uh, manā valstī Uh, labprāt uh, aizvērt acis uz to, ko dara Britu valdība pašlaik. Visi, kas šobrīd klausās, un varbūt tā ir pēdējā reize, kad es šeit uzstājos pirmdienas naktī, ja ir iespējams atrast citu risinājumu Brexitam, tad uh, Ziemeļīrijas Eh, cilvēki joprojām varētu tikt pārstāvēti šeit. Paldies! Paldies jums visiem, paldies visiem, kas palika līdz šīs vēlās eh, sēdes beigām. Eh, rīt sēde atsāksies 9 no rīta un darbkārtība ir pieejama internetā un tagad sēde ir slēgta.